Die Sitzung ist eröffnet. Einen schönen guten Morgen allerseits. Pasludinu sanāksmi par uh, atvērtu. Punkt der Tagesordnung, das ist die Erklärung der Kommission. Un um, pirmais darba kārtības punkts eh, šorīt ir komisijas 2020. gada darba programmas izskatīšana. Un tūlīt nekavējoties eh, dodu vārdu komisijas prieksēdētāju vietniekam Šafkočkungam. kungam. Much, uh, Paldies, uh, prieksēdētājas kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir uh, kā liels gods, tā arī liel, liels prieks uh, diskutēt ar jums jaunās, pro, jaunās komisijas darba programmu kura tika pieņemta vakar. 2020. gada komisijas darba programma ir svarīga divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tā būs mūsu darba pamats pirmajam komisijas darba gadam, bet gan arī tāpēc, ka tā ieskicēs turpmākos vektorus pieciem gadiem un pat tālāk. Šobrīd izaicinājumi, kas ir saistīti ar ekoloģiju un digitālo pārējais ēru, tas ietekmē mūs visus un sabiedrību kopumā. Otrakārt, šajā programmā tiek uzsvērta īpaša partnerība ar Eiropas parlamentu, un varbūt sākšu tieši ar šo punktu, jo tas ir svarīgs kā institucionāli, tā arī politiski, un ir ļoti svarīgs man personīgi. Komisijas 2020. gada programmas pieņemšana notika kopā ar parlamentu, ar citām institūcijām, notika viedokļu apmaiņa, tika iesaistīti cilvēki, un šobrīd šeit jau atspoguļojas instrumenti, kas tika izvirzīti politisko vadlīniju sakarā. Galvenais, protams, ir nevis programma, bet gan tas, kā tā tiks īstenota. Mums ir bijusi iespēja jau iepriekš dažādos formātos diskutēt par šo programmu. Un, eh, Eiropas parlamenta komiteja priekšsēdētāji un komisijas eh, priekšsēdētāju vietnieki vairākas reizes eh, niansēt runāja par to, ko mums vajadzētu darīt, un īpaši es vēlētos uzsvērt šo tikšanās reižu un sanāksmju uh, atmosfēru, kas bija ārkārtīgi radoša un pragmātiska. Fonderlajens kundzes eh, darba programma, kas, eh, kā jau teicu, tika sagatavota pagājušā nedēļa, pilnībā sagatavota pagājušā nedēļa un pieņemta vakar, skaidri parāda mūsu partnerības nozīmīgumu. Es esmu pārliecināts, ka šajā programmā piecu gadu laikā ir atspoguļotas visas svarīgākās tēmas Eiropā. Tāpēc varbūt sākumā runāšu par 2020. gada darba programmas saturu. 43 politikas mērķi, jeb pakotnes, ja vēlaties, un 28 no tām ir likumdošanas iniciatīvas. Pie tam šīm likumdošanas iniciatīvām tiks atvēlēts kā pietiekams laiks tos sagatavošanai, izdiskutēšanai, tā arī izpildēji. Un pēc tam, kad parlaments būs nācis klajā ar saviem priekšlikumiem, mēs pilnīgi noteikti tos iekļausim mūsu darba programmas izpildē. Vairākos no, šajā, no šiem tematiskajiem kopumiem mēs eh, vēlamies efektīvāku mērķu izpildu un pilnīgi noteikti darīsim to kopā ar parlamentu un padomi. Un visbeidzot, eh, regulatorā, regulatorās performances ietvaros mēs esam um, piedāvājuši vairākus desmitus likumdošanas aktu, kas tiks pārskatīti un pārakstīti. Godātie parlamentārieši, daudz pēdējā laikā ir teicis runāts par zaļo kursu. Eiropas zaļais kurs, Eiropas zaļā kursa investīcija plāns, pārejas ēras, darba grafiks, atjaunīgie energoresursi, par to runā visi. Nākamais mēs gatavojam klimata likumu, kas paredzēs Eiropas klimata rīcību līdz pat 50. gadam. Līdz vasarai ir domāts eh, sagatavot ietekmes novērtējumu. Oktobra beigās ir paredzēta klimata konference Glāzgovā, un tad jau mēs nāksim klajā ar konkrētākiem, ar konkrētāku ietvaru šīm, eh, šīm sarunām un klimata likumam, kā arī šai Glāzgovas konferencei, būs ļoti liels ietvars uz veselu virkni ilgtspējīgu nozaru Eiropā. Eiropas klimata likums iekļaus eh, pilsonisko sabiedrību, vietējās pašvaldības, reģionālās pašvaldības, atsevišķus individus, uzņēmumus un tā tālāk. Vakar mēs pieņēmām 5G likumu un pavisam drīz sagatavosim mākslīgā intelekta likumdošanas pakotni. Mēs vēlamies, lai uzņēmumi arvien vairāk izmantot tās iespējas, ko sniedz mākslīgais inter, intelekts, un šīs digitālo pakalpojumu likums ļaus kā mazajiem, tā arī vidējiem uzņēmumiem uh, darboties skaidrākā juridiskā vidē, un mēs strādājam arī pie uzņēmuma nodokļa sistēmas. Tādējādi komisija piedāvās globālāku risinājumu, un tomēr mēs, protams, strādājam galvenokārt Eiropai. Paralēli mēs strādājam pie jauno prasmju stratēģijas. Mēs vēlamies uzsvērt sociālo gatavību un to, cik lielā mērā sociālās jomas ietekmē eh, zaļais kurs un digitālā ēra. Mēs eh, vēlamies eh, savā stratēģijā īstenot arī apvienotās, ap, na, apvienoto nāciju piedāvātos zaļos mērķus. Mēs vēlamies piedāvāt minimālās algas ietvaru strādājošajiem Eiropā, protams, ņemot vērā specifisko situāciju vienā dalību valstī. Mēs vēlamies pārskatīt arī ekonomiskās pārvaldības noteikumus un arī to, kā fiskālie nosacījumi ir darbojušies pēdējo gadu laikā. Šeit esam paredzējuši apklaušanāšanu dalību valstīs, lai tiešām ieskicētu ekonomiskās pārvaldības eh, pamatus Eiropai. Mēs vēlamies pieņemt kapitāla tirgus normatīvas, vēlamies pārskatīt eh, tos šķēršļus, kas vēl joprojām ir likumdošanā, lai mazie un vidēji uzņēmumi arvien vairāk varētu gūt uh, aizņēmumus. Mē Banku savienības veidošana, protams, uh, nozīmē arī cīņu pret naudas atmazgāšanu. Mūsu prioritāte būs arī jauniešu garantija. Lai ģeopolitiskie izaicinājumi uh, nekaitētu mūtu, mūsu vērtībām, mums ir jādarbojas, un to var palīdzēt nodrošināt arī godīgi tirzniecības noteikumi. Par Rietumu Balkāniem. Mēs esam gatavi īstenot jaunu Rietumu Balkānu stratēģiju, kā jūs ziniet, tādu esam sagatavojuši arī Āfrikai, tieši balstoties uz mūsu savstarpējo sadarbību. Eiropas Savienības politikā atspoguļosies demokrātijas jautājumi, migrācijas jautājumi, cilvēktiesības, klimata jautājumi. Šeit tāpēc svarīgi būtu pieminēt daudzpusējumu, un tāpēc komisija ir gatava pārskatīt eh, Pasaules tirzniecības organizācijas eh, noteikumus. Pavasarī mēs sagatavosim jaunu migrācijas un bēgļu paktu. Mēģināsim tajā iekļaut ļoti plašas jomas un nozares, kā migrācijas plūsmu, tā arī ārlietu politiku un, protams, ārējo robežu pasargāšanu. Mēs esam gatavi piedāvāt arī integrācijas un iekļaušanas plānu migrantiem un bēgļiem. Un mēs eh, vēlamies eh, piedāvāt kā digitālu, tā arī fizisku drošības eh, palielinājumu piedāvājumu. Eiropas Savienība vēlas arī atbalstīt dalību valsts cīņā pret vēzi, un, protams, vēlos uzsvērt trīs institūciju sadarbības nozīmīgumu, kā arī sadarbību ar dalību valstu parlamentiem un citām iesaistītajām pusēm, jo mēs organizēsim Eiropas nākotnes konferenci. Līdz 20. gada beigām mēs prezentēsim Eiropas demogrāfijas plānu kurā tiks eh, iesaistīti arī vesela virkne Eiropas pamatvērtību. Atcerēsimies, ka tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam un nevis otrādi. Tāpēc komisija ir gatava atjaunināt un pārskatīt eh, pamattiesību hartu un pamattiesību eh, nozari. Visbeidzot, tiesiskuma jomā komisija darbosies, lai izvērtētu visās dalību valstīs tiesiskuma un uh, likumu, likumu kopumu sistēmu. Vēl bez tam, un pie tā mēs jau šobrīd strādājam, vēlamies uh, visas uh, mūsu rīcībā esošās datu bāzes izmantot, lai izvērtētu to, kā mēs veidojam politiku Eiropā. Šobrīd eh, esam stiprinājuši sadarbību ar citām institūcijām un esmu pārliecināts, ka mūsu koordinējošais darbs izdosies. Visbeidzot, es ticu, ka Eiropas eh, parlaments piedalīsies šajā darbā. Godātie deputāti, Tas bija ārkārtīgi īss un ārkārtīgi ātrs skrējiens cauri komisijas darba programmai. Tas man prasīja desmit minūtes. Ļoti ātri, ļoti blīvi. Bet es tikai vēlos eh, cerēt un arī apsolīt, ka mums izdosies izpildīt mūsu teikto. Redzēsim, kādas būs eh, pirmā gada ieceres un kā tās īstenosies. Bet eh, tuvākajos gados, eh, protams, nākotnes jautājums būs eh, svarīgs, un to ietekmē Brexit. Brexit līguma atrunāšanas laikā mēs strādājām pēc iespējas caurskatāmāk, kā attiecībā uz eh, sarunu vešanas procesu, tā arī uz saturu. Kopā ar saviem kolēģiem komisāriem es eh, vēlos izveidot uzticēšanās režīmu un ceru, ka vārdi izvērtīsies arī darbos. Uh, Tam ir nepieciešams eh, ilgtspējīgs budžets, un no šā brīža mums visiem ir intensīvāk jāstrādā pie likumdošanas procesa, jo tas ir ietvars tam, kā mēs strādāsim tālāk nākotnē. Es ceru, ka mūsu darbs, mūsu kopīgais darbs būs sava veida ceļu karte mums visiem. Un tas e, būs arī daudzgadu finanšu plāna pamats. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es ar lielu interesi uzklausīšu godāto deputātu teikto paldies. Thank you very much. Es erhält dann das Wort für die EVP. Labdien, e, paldies. ETP vārdā Olbrehta kungs. 5 minūtes jūsu rīcībā. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs Eiropas status partija grupā atbalstām tādos lielos vilcienos to kursu, ko ir izvēlējusies Eiropas komisija arī šim gadam, 20. gadam, un dokuments, ar kuru varējām iepazīties, pieļaujot, ka tas nav ticis grozīts ir eh, labs eh, informācijas avots, sniedz skaidru priekšstatu par to, ko komisija ir iecerējusi tieši šajā gadā. Un eh, mums bija svarīgi, lai šis dokuments būtu ne tikai tukšu vārdu savirknējums, bet runātu par konkrētām lietām un darbiem. Esam aizvadījuši vēlēšanas, uh, Tagad mums ir jādzīvo šajā jaunajā realitātē, ar jauno komisijas sasaukumu, mums, mums pašiem viss ir jauns un tik tiešām atsevišķus parlamenta priekšlikumus esat ņēmuši vērā lielākā vai mazākā pakāpē. Līdz ar to ceru, ka arī šīs dienas sarunas uh, rezultāts uh, tiks atspoguļots kopīgajā trīs institūciju deklarācijā un pēc tam arī daudzgadu darba programmā tiks atspoguļots. Šis dokuments ir svarīgs. Tādēļ, ka tajā būs jauna informācija, jaunas norādes par jauniem uh, projektiem sa un sadarbības iecerēm. Uh, Nu, tā kā es cenšos jūs šeit tā diplomātiskā valodā iedrošināt eh, strādāt nepagurstoši ātrāk. Un eh, tiešām ceram, ka visas institūcijas spēs strādāt raitāk un aktīvāk. Komisija vēlas Eh, būtu komisija ar ģeopolitisku dimensiju. Nu, šeit eh, mums netrūkst sarežģījumu eh, arī iekšēji, bet pilnīgi noteikti ir pamatoti domāt par ārējām attiecībām, ārējo ietekmi. Un šai ziņā pilnībā piekrītam, ka nu, tie fundamentālie darbi ir zaļais kurs, digitālā joma, neapšaubāmi. Uh, Bet interesanti ir tas, ka jūsu dokumentā, zaļā kursa nolikumā, jūs norādāt uz tādiem aspektiem, kas ir ļoti svarīgi mums, meža saimniecība, piemēram. Taču runa ir ne tikai par uh, to, kā mainīties, kādam būt šim pārmaiņu procesam, taisnīgam, vienlīdzīgam. Mm, tur ir pieminētas arī citas tēmas un, un darba jomas. Ja runājam par digitālo ekonomiku, nu šeit eh, jūs gluži pamatot runājat par pētniecību, izstrādi, tā kā kopumā esat ļoti korekti tā tā nopozicionējušies. Nu Eh, domājot par mm, veicamajiem darbiem. Noteikti darbība ir jāturpina kapitāla tirgu sakārtošanas virzienā, sociālo aspektu sakārtošanā, eh, un eh, tas mums kā mm, kristīgi demokrātiskai partijai ir īpaši svarīgi. Noteikti uh, ir jādomā par stra kopīgo stratēģiju ar Āfriku nevis stratēģija Āfrikai, eh, ka mēs viņiem kaut ko darām, dodam un tā tālāk, bet eh, patiesai sadarbības līdzvērtīgu partneru eh, stratēģijai ar Āfriku. Mēs pieņemam zināšanai jūsu apņēmību sagatavot ikgadējus pārskatus par tiesiskuma situāciju dalību valstīs. Un, visbeidzot, komisāra kungs, Mm, viena kritiskas dabas piezīme. Daudzgada finanšu satvers mūsu ieskatā nav tikai un vienīgi tāds metodoloģisks izdevums. Tas ir arī uzdevums un vērtība pats par sevi. Eh, mm, tas ir mērķis, ko vēlamies sasniegt, un ceru, ka jūs eh, būsiet mūsu sabiedrotais šajā darbā. Eh, tas nav tāds eh, garlaicīgs, formāls eh, vingrinājums grāmatvežiem. Nē, tas ir uzdevums politiķiem, un šai ziņā esam gatavi būt līdzās jums šo darbu darot. Paldies, Irečī Peresa, es un Dēvārda. Paldies, priekšsēdētāji vicepriekšsēdētāji, mūsu politiskā saime ir pozitīvi novērtējusi jūsu mm, pamata priekšlikumus šajā ekoloģiskajā pārējā, sociālajā pārējā eh, ekonomiskajā pārējā, kas Eiropas Savienībai ir absolūti nepieciešami. Tas viss tagad atspoguļojas darba programmā, un šeit ir pamats cerēt uz konstruktīvu sadarbību starp mums un jums. Eh, komisija ir eh, pieņēmusi lielus godkārīgus izaicinājumus un būs nepieciešami efektīvi instrumenti, lai šos, šo darbu paveiktu. Un, kā jūs zināt, vēlns vienmēr slēpjas detaļās. Eh, arī mums priekšlikums izskatās pirmajā tuvinājumā gana labi, taču sīkāk paskatoties, tur trūkst precizitātes. Un mūsu politiskās saimes atbalsts Komisijai nav čeks bez paraksta, eh, bez norādītas summas. Mēs rūpīgi skatīsimies jums uz pirkstiem, lai jūs savus savu solījumus pildītu, it īpaši mm, tajās jomās, kas ir mūsu prioritāras eh, šeit ir nepieciešama reāla instrumenta zaļā kursa īstenošanai, ir nepieciešams eh, šīs taisnīgās pārējas fonds, kas ir adekvāts un pietiekams bet nav ne vārda par šo 55% samazinājumu uz 30. gadu. Eh, klimata konference ir apliecinājusi, ka šis parlaments ir gatavs cīņai ar klimata pārmaiņām un ceram, ka komisija būs tikpat apņēmības pilna un, protams, arī padome. Mūsu mērķis ir oglekļa neutralitāte 50. gadā un to mēs eh, nespēsim eh, eh, nodrošināt pēdējā brīdī. To ir jāsāk, te ir jāsāk strādāt jau tagad. Un tāpat arī nav pietiekami uzsvērts tas, ka migrācija ir iespēja demogrāfisko Mm, pārmaiņu un mainīgās situācijas koriģēšanai, un migrantus ir nepieciešams integrēt mūsu sabiedrībā, eh, dodot viņiem iespējas. Un vakar eh, šis parlaments pieņem zināšanai situāciju par eh, ziņojumu par sit, migrantu situāciju Grieķijas salās. Šeit cilvēki tiek Tūkstošiem cilvēku tiek pazemoti, kamēr gaida, kad pret viņiem beidzot sāks izturēties cilvēcīgi. Uh, solidaritāte pastāv līdz ar to tikai vārdos, um, bet tā tas nedrīkst palikt. Uh, ir uh, jāturpina darbs šajā jomā, bērna tiesību garantija fondam ir jāiegūst konkrētas aprises, ir jā, jāiet uz priekšu priekšlikumiem par minimālo darba algu. Uh, Eh, Eiropas projektam ir jāiet plašumā lai visiem būtu saistoši vienoti augsti eh, standarti un likumi. Un tie, kas vēlas uzsākt eh, iestāšanās sarunas ehm, Ziemeļmaķedonija, Albānija, eh, mums ir jābūt laipniem un labvēlīgiem pret šīm valstīm, bet jāprasa standartu ievērošana tiesiskuma un tiesību vienlīdzības jomā. Un visi šie darbi mums izdosies tikai tad, ja vienosimies par naudas lietām, par daudzgadu finanšu schēmu. Un šeit eh, eh, komisijai nāktos eh, izrādīt lielāku pretīm nākšanu. Citādāk visas šīs vērtīgās ieceres neizdosies īstenot. Tas ir mūsu pienākums turēt doto vārdu, un tāpēc vēršos pie komisijas un padomas pildīt solīto, neatkāpties no solītā mūsu pilsoņu interesēs. Paldies, paldies. Reņū vārdā Čaloša kungs. Jā, pateicos priekšsēdētāji. Nu, tā tad eh, jaunā komisija, jaunais komisijas sastāvs eh, uzņem apgriezienus savā darbā. Jūsu redzējums un skatījums ir ambicios, eh, digitālā pārveide, zaļais kurs, maiņ, pārmaiņas mobilitātē. Un šajā leģislatūrā mums būs jādomā par to, kā to visu īstenot, raugoties uz mums pieejamiem resursiem. Jāskatās, kas ir iespējams. Un tieši tāpēc ir nepieciešams labs, efektīvs daudzgadu finanšu plāns, mm, kas ļauj to visu paveikt. Nepietiks ar aicinājumiem un vēršanos pie dalību valstīm un privātā sektora. Ir nepieciešami integrēti finanšu instrumenti, kas papildinās uh, Mm, daudzgadu finanšu schēmu un ceru, ka jūs piedāvātie likuma projekti šai ziņā būs noderīgi. Bieži šķiet, ka Eiropas eh, Savienība to vien dara, kā nāk klajā ar jaunām iniciatīvām un noteikumu priekšlikumiem. Uh, nē, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība piedāvātu pievienoto vērtību, lai tas, ko paveicam un tas, ko regulējam, atbalsojas mūsu pilsoņu labklājībā, eh, pārticībā. Uh, Eh, tas ir un tam ir jābūt mūsu galvenajam izaicinājumam un uzdevumam, jo mūsu mērķis nav ražot priekšlikumus. Eh, tas nav arī komisijas mērķis. Mums ir jārod risinājumi, piemēram, migrācijas krīzes jautājumā, kā piemēram zaļais kurs var šeit noderēt, mm, jādomā, kā šai kopējā pārmaiņu procesā iekļaujas darbs ar mākslīgo intelektu kā tas mm, var atvieglot un sekmēt pilsoņu dzīvi un darbu, kā tas var sekmēt mm, Eiropas pilsoņu pārvietošanās brīvības, raugoties uz gadījumiem, kad tās tiek ignorētas vai pārkāptas, neskatoties uz to, par kuru dalību valsti ir runa konkrētajā situācijā. Komisijas rīcības plāns daudzviet ir neskaidrs, nekonkrēts Un, protams, arī tas, ka sākot ar nākamo nedēļu apvienotā karalista kļūs par trešo valsti. Mēs nedrīkstam pieļaut šādas situācijas atkārtošanos, un tāpēc ehm, konferencei, konvencijai par Eiropas nākotni ir jākalpo kā platformai eh, jaunām idejām, jauniem priekšlikumiem. Un šeit uh, ir aktīvi jādarbojas kā parlamentam, tā uh, komisijai mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Ehm, Kellera, zaļo vārdā. Nu, šī eh, eh, nedēļa ir eh, traumējoša, skumju, nožēlas pārpilna, bet es atsakos pieņemt šo nelāgo iznākumu kā visa beigas, kā mūsu un Britu Mm, draudzības beigas. Eh, es atsakos zaudēt cerību, ka reiz kādā jaukā dienā apvienotā karalista atgriezīsies mūsu ģimenē. Un kaut arī sirdī ir skumjas, tās nav beigas. Gluži otrādi Eh, tas apliecina to, ka Eiropas Savienība ir eh, vērtīga, ka ir vērts eh, nākt kopā, risināt jautājumus kopā, jo vienotībā ir spēks. Un izaicinājumu mūsdienu pasaulē netrūkst. Tieši tāpēc, lai šī nedēļa mums ir kā mācība par to, ka nedrīkstam pagurt, atslābt, zaudēt dušu, Nu, un, komisāra kungs, jūs runājat par klimata krīzi. Eh, tas ir fantastisks izaicinājums, kas ir katras valsts mm, priekšā eh, un ir pēdējais laiks rīkoties. Un patiesas prieks, ka šī komisija īpaši uzsver iniciatīvas, kuru mērķis ir mm, risināt eh, klimata problēmas. Un vēl ir pārāk arī spriest par to, vai ar to būs pietiekami. Tas būs atkarīgs no jūsu priekšlikumu uh, konkrētajām iezīmēm, bet tas būs arī atkarīgs no tā, vai vairākums šajā namā spēs atbalstīt komisijas ambiciozās ieceres, nerunājot nemaz par dalību valstīm. Tieši tāpēc panākumu atslēgu turam mēs visi. Vai mēs nezaudēsim apņēmību, vai mēs nezaudēsim ambīciju līmeni. Pēc tam, kad paši aizvadītajās desmitgadēs esam sapostījuši šo planētu. Komisijas pienākums kā pamatlīgumu sargam un aizbildnim ir raudzīties, lai dalība valstis turētu doto vārdu, ievērot uzņemtās saistības. Un šis gads ap parādīs to, no kādas drēbes patiesībā ir šūta šī jaunā komisija. Paldies! Paldies! Pievēršos ID frakcijai, kuru pārstāvēs Vilimska kungs. Piedodiet, piedodiet! jautājums par kārtību. Nikolaus Fests saka, manuprāt, ne, nebūtu pieļaujams, ka, ka ik pēc trīs minūtēm atkal atkārtojas šis skandāls ar, ar plāksnītēm un karodziņiem. Runātājs turpina bez mikrofona. Jums šobrīd eh, netiek dots vārds, cienītais kolēģi. Jūs interesējošo jautājumu noskaidrosim, bet noteikumi ir nepārprotami. Vakar tos jums atgādinājām. Tā tas bija mūsu diskusijā par Brexita jautājumu. Vārdu eh, izteikties eh, drīkst tie, kas ievēro noteikumus. Ja to nesat darījis, tad varat sūdzēties, bet plenāra sesijā par uh, to uh, jūsu žēlabas vairs netiks uzklausītas. Vai kolēģim ir vēl kas piebilstams? Es vēlētos, uh, lai jūs norādātu uz konkrēto kārtības ruļļa pantu, kuru kolēģis nesot lūk ievērojis priekšsēdētāju. Uh, deputātiem nav tiesību prasīt uh, priekšsēdē, sanāksmes vadītājiem, priekšsēdētājiem attaisnoties vai kaut ko pamatot. Mēs esam saņēmuši jūsu kolēģi iebildumu un, un sūdzību, un to izskatīsim paredzētajā kārtībā, bet nu Vilimska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es uh, bieži kritizēju Eiropas komisiju, bet ne šodien. Šodien es vēlētos Eiropas komisiju uzslavēt, jo komisijas piedāvātā programma ir vienkārši burvīga, fantastiska. Eh, taps šeit tāda fantastiska, visaptveroša migrācijas uh, Ehm, ehm, programma, eh, visas citas finanšu saimnieciskās problēmas eh, tiks ehm, atrisinātas, negatīvās procentu likmes eh, tiks paslaucītas zem tepiķa un visi varēs laimī, laimēdiet un, un nodokļu maksātāji tik maksās un maksās. Uh, Mēs šeit runājam par komisiju Harija Potera stilā. Eh, tie, kas eh, neuzvedās pret tiem, eh, tiek vērsti kaut kādi vūdu, vūdu pesteļi, un, un par viņiem vairs neviens neko nedzird. Viena valsts jau izstājas no Eiropas Savienības. Ja nevēlaties, lai citas sekotu šim piemēram, tad ar, ar, ar šādiem paņēmieniem vēlamo rezultātu nepanāksiet problēmas ir reālas, un tieši šajās jomās mēs vēlamies risinājums nevis tikai kaut kādu, uh, kaut kādu pesteļošanu par, par, par kaut kādām ak uh, šķietami akūtām tēmām. Paldies, uh, Durišas kundze. Paldies. Gribētu teikt komisijai, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs pietuvinātos pilsoņiem pēc iespējas. Dažiem varbūt eh, šķitīs, ka tas ir populistisks solis, tomēr mums jādomā par minimālo algu. Ir vairākas valstis, kurās šāds koncepts pastāv, un gaidas no pilsoņiem ir lielas, jo īpaši jaunākajās dalību valstīs. Ir cilvēki, kas sagaida vienas nakts laikā, ka minimālā alga pieaugs, un es domāju, ka viņi noteikti būs sarūktināti. Un tas tikai baros nacionālismu un populismu, kas vēlas iznīcināt Eiropas projektu. Ir svarīgi, lai mēs panāktu progresu attiecībā uz digitalizāciju, domāt par demogrāfisko situāciju, bērnu garantijām, bērniem ir nepieciešama pieeja labiem kvalitatīviem pakalpojumiem. Komisija ir solījusi nāk klajā ar jaunu likumdošanu. Austrija un Slovākija cer, ka gūs atbalstu attiecībās bērnu pabalstiem. Paldies! Obrī kundze. Nākamā, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Šī nedēļa iezīmē pagrieziena punktu Eiropas Savienības nākotnē, jo no mums aiziet apvienotā karaliste. Diemžēl mēs no tā neko nemācīsimies. Arvien pieaugušā plājas starp Eiropas Savienības institūcijām un iedzīvotājiem neatspoguļojas jūsu jaunajā programmā, un cietēji būsim kā mēs, tā arī iedzīvotāji. Tas, ka iedzīvotāji vēlas arvien vairāk uzmanības vērsta tieši uz klimata izmaiņu ietekmi, tad eh, jūs šajā programmā, diemžēl, to pietiekam neatspoguļojat. Jūs runājiet tikai par zaļo kursu, bet tas ir dogmatisks Kāpēc mēs nerunājam par klimata līgumu? Kāpēc mums nav tādas kontinuitātes par to, ko darīt? Kāpēc mēs neķeramies klāt lielajiem ražotājiem, lielajām rūpniecībām un lauksaimniecības politikai? Iedzīvotājiem nepatīk arī Eiropas Savienības noslēgtie un noslēdzamie brīvās tirsniecības līgumi. Jūs vienmēr sakiet, ka jūs uh, iestājaties par pēc iespējas tuvāk ražotiem izstrādājumiem un pārtiku, kamēr patiesībā liela daļa pārtikas, ko mēs ēdam, trīs reizes ir apceļojusi apkārt pasaulē pirms nonāk uz mūsu galdiem. Es domāju, ka 20. gada programmai vajadzētu atvēlēt pietiekami daudz līdzekļu reālam zaļajam kursam. Nākamais eh, veselības aprūpe eh, pensiju sistēma, privatizācija un sociālā sistēma viss šķobās. Arī uh, Kastorāma, kas ir viens no lielākajiem ražotājiem un eh, mazumtirdzniecības ķēdēm Francijā, šobrīd ir pārcēlis eh, savas ražotnes uz Poliju. Ko mēs, darī, ko mēs darām? Piemēram, arī platformu Eh, sakārtošana, proti platforma darba sakārtošana, neko mēs neesam darījuši jau gadu laikā. Mani vēlētāji un arī daudz citi nesaprot, kāpēc Eiropas Savienība neko nedara, kāpēc Eiropa iekrausās tikai lobby balsīs. Jā, bet, protams, es e, neredzu jūsu programmā ētiskus jautājumus un to risinājumu. Ko jūs teiksiet šiem iedzīvotājiem, kuri ir sašutuši, dusmīgi, zaudējuši cerības? Mūsu grupa goja politiskais spēks Ko jūs teiksiet mums? Ko jūs teiksiet Lējai, Marijai, Pēram, Kevinam un arī citiem Eiropas iedzīvotājiem, kuri reāli cerēja, ka Eiropa kaut ko darīs? Tomēr jūs izmantojat tās pašas vecās iestrādes un arī vecās receptes, kuras vairs nedarbojas. Paldies! Vakardien mēs iekļāvām vēl vienu punktu darba kārtībā, tad es aicinu visus iekļauties jums atvēlētajā laikā, jo mums ir jāizskata visi punkti darba kārtībā. Sinčiča kungs, lūdzu. Nākamais. Šefčoviča kungs, jūs runājāt par komisijas darba programmu un citas starpā runājāt arī par demokrātiju ārlietās. Mēs runājam par demokrātiskajiem standartiem Hongkongā, Bolīvijā, Venecuēlā un Āfrikas valstīs, bet demokrātija patiesībā nav pietiekama attīstīta Eiropas kontinentā, šeit pat pie mums. Runāšu par Horvātiju. 2014. gadā mums par pusmiljonu pieauga cilvēku skaits. Balsotāju sarakstā Šogad 200. Uh, 2000 uh, balsotāju vairāk nekā iepriekš, un šeit sarakstos atrodam cilvēkus, kas jau ir um, gājuši bojā ar dažādām identitātes kartēm un tam līdzīgām lietām. Balsošanas saraksti nav jāparaksta, lai pierādītu, ka jūs konkrēti personīgi balsojāt kāda cita vārdā. Un šādu situāciju ir daudz, un tām loģikas nav nekādas. Mums ir arī tiesas mūsu valstī, kuras uh, atzīst, ka mums ir likumdošanas problēmas. Bet nu, tas ir kaut kas tāds, ko Horvātijas valdība negrib mainīt. Tas Horvātijā rada korupciju un arī pārējā valstī. Tādēļ uh, nu, absurdi, ka Horvātijas komisārs ir uh, atbildīgs par demokrātiju. Nīblers kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku kungs, kolēģi. Programma 2020. gadam ir ambicioza un, manuprāt, esat pareizos uzsvaru punktus salikuši. Tomēr šo, šobrīd jārunā par īstenošanu. Kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti. Tādēļ Manuprāt, ir svarīgi, lai mums būtu pietiek, pienācīgi ietekmes izvērtējumi, nevis vienkārši papildus regulējums un administratīvais sloks pilsoņiem. Daudz esam runājuši par Eiropas zaļo kursu. Es gribētu pieminēt vairākus citus jautājumus. Manuprāt, ir labi, ka esam sākuši runāt par mākslīgo intelektu. Ir svarīgi, lai mums būtu stratēģija attiecībā uz datiem, kiberdrošība būtisks, svarīgs aspekts Eiropas Savienībai. Man ir patiešām liels prieks, ka martā tiks publiskota jaunā rūpniecības stratēģija. Mums jāmēģina pēc, pēc iespējas koncentrēties uz MVU, uz maziem uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem. Tur tiek radītas darba vietas, tur jaunieši tiek apmācīti. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti labi, ka komisija šobrīd izvēlas koncentrēties uz MVU, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un migrācija, protams, uh, arī tā ir ļoti svarīgs jautājums. Ja migrācijas jautājums neatrisināsim, tad ilgtermiņa problēmas noteikti radīsies Eiropas Savienībā. Paldies, Bonafē kundze, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa pēdējo dienu laikā piedāvājusi ir izstrādājusi mūsu darba programmu ar prioritātēm. Un var tikai priecāties, ka daudz no šiem jautājumiem šobrīd ir arī komisijas prezentācijā minēti. Tomēr gribētu īpaši izcelt uh, vairākus centrālus jautājumus, kur mēs sagaidām ko vairāk. Sagaidām vairāk no nu, jums saistībā ar jauno imigrācijas paktu, kas koncentrētos uz valstu solidaritāti un drošiem likumīgiem uh, iekļūšanas uh, kanāliem, veidiem Eiropā. Godīgāki nodokļi, kas cīnītos ar uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un vēl jau vairāk, vairāk sagaidām attiecībā uz resursiem, uz budžetu. Uh, Saprotam, ka tas nav atkarīgs tikai no komisijas, bet arī valstu valdību vadītājiem, bet bez resursiem, Šefkovičs kungs, mēs neko nevarēsim paveikt. Zaļais kurs, piemēram. Visa, valsts, visa pasaule raugās mūsu virzienā, skatās, kā tiks tērēti šie miljardi, bet uh, mēs nevaram noliekt, ka būs nepieciešama jauna nauda, godīgs pārējais fondam. Uh, un tie varētu tikt pārņemt, atņemti kohēzijai vai lauksaimniecībai. Mums ir jāmaina mūsu ekonomikas modelis, bet līdz šim nav sagaidītie rezultāti īstenojušies. Šajā programmā nav konkrēta saistība attiecībā uz stabilitātes izaugsmes paktu. To patiesībā vajadzētu sākt saukt par attīstības paktu stabilitātei. Uh, Mūsu prioritāte ir izaugsme. Bez izaugsmes stabilitātes nebūs. Izaugsme būs tā, kas dos uh, nodrošinās uh, tātad, uh, labākus apstākļus. Tādēļ jādod valstīm elastība attiecībā uz investīcijām, īpaši attiecībā uz ekoloģisko pārēju. Un es domāju, ka mēs kopā noteikti paveiksim vairāk. Lielas paldies! Tagad vārds Azmānī kungam. Lūdzu, liels paldies priekšsēdētāji! Šo nedēļē, šonedēļ es devos delegācijas sastāvā uz Aušvicu Birkenau, uz nometni, un vakardien mēs uzklausījām Lilijānas Serdī vārdus. Viņas atmiņas ir ļoti skumšs atgādinājums tam, kāda izskatās pasaule bez liberālām vērtībām. Tas ir atgādinājums, ka nevaram šīs vērtības uztvert kā pašsaprotamas. Antisemītisms vēl aizvien pastāv mūsu kontinentā tiesiskums vēl aizvien Eiropas Savienībā ir saspringtā situācijā. Eiro, Eiropā mēs pozitīvi vērtējam to, ka komisija ir padarījusi Eiropas vērtības un tiesiskumu par prioritāti, bet ar ambīcijām vien nepietiek. Mums ir jārīkojas. Konkrēti jārīkojas likumdevējiem. Ir arī citi izaicinājumi, kam jāpievērš uzmanība. Ilgtspējīga Eiropas pieeja migrācijai, tā nepieciešama steidzam, mums jāatgūst kontroli. Uh, pirms dažām nedēļām tika pasludināts jaunais uh, migrācijas patvēruma pakts. Tā ir visaptvaroša atbilde. Esam, mēs esam izpildījuši savus mājas darbus, tagad komisijai ir jārīkojas. Ekonomikas pārveide par konkurētspējīgu, zaļu, digitālu um, dzinēju. Arī tā ir mūsu prioritāte. Pasaules līmenī mums ir jāstiprina mūsu ekonomiskā vara paralēli diplomātijai, drošībai un aizsardzības politikai. Tikai Tad Eiropas Savienība būs spēcīgs globālais spēlētājs un aicina Eiropas komisiju uh, pievērsties šīm jaunajām Eiropas ambīcijām un nonākt pie rezultātiem. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Andersonas kundze, lūdzu, nākamā no zaļo grupas. Labrīt! Man ir liels gods šodien jūs uzrunāt uh, Skotijas uh, iedzīvotāju vārdā. Liels paldies par jūsu uh, atsaucību pēdējo četru nedēļu laikā. Un uh, man ir vēl četras dienas atlīdzis um, Eiropas parlamenta deputāta status. Ceru, ka mēs varēsim turpināt mūsu uzsāktās sarunas par zaļo kursu, lauksaimniecību, pesticīdiem, KLP reformām. Uh, Šobrīd nevaram to turpināt, bet es zinu, ka jūs noteikti darbu turpināsiet. Šodien es jūs aicinātu savā darba programmā neaizmirst Skotiju. Iedomājieties, cik ļoti grūti ir šādai valstī, kas ir Skotija, kas ir. Uh, um, vismaz trīs reizes apliecinājusi savu uzticību Eiropas Savienībai, mēs tiekam no tās izņemti bez mūsu piekrišanas. Mēs nedzīvojam apvienotajā karalistē, mēs dzīvojam neapvienotā karalistē, un uh, Brexits nebija Skotijas izvēle. Bet mēs esam noturīgi, mums ir uh, laba atmiņa, mums ir ļoti laba uh, pieredze pagātnē ar uh, Eiropas Savienību. Es ceru, ka nākotnē tas tā turpināsies. Skotija nu plāno prezentēt strateģiskās prioritātes sadarbībā ar Eiropas Savienību Savienību, zinām, zinām, ka mūsu nākotne ir kopā ar jums, un ja Skotijas iedzīvotājiem jāizvēlas viena no savienībām, kurā iesaistīties, tad mēs izvēlamies Eiropas Savienību. Liels paldies, Rivjērkungs no IUND bet gribētu tikai norādīt un atgādināt, ka tikai tie kolēģi, kas ievēro noteikumus, varēs izteikties. Tagad vārds Pīteram Lungrēnam. Ah, you took it down. Okay. Nē, jūs noņēmāt tomēr savu karodziņu un tad arī neliksiet atpakaļ uz galda. Labi, tādā gadījumā arī Vjēra kunga vārds. Paldies, eh, priekšsēdētājs kunga. Jā, paldies. Eh, nu, eh, nevēlos kaut kā atzīt savu sakāvi vai, vai to, ka man nav bijusi taisnība. Tik vien tas, ka, nu, nedaudz skumji, ka neļauj kaut kādi izdomāti formāli noteikumi, kurus nekad neesmu redzējis, uzstādīt šo karodziņu, kas sevi iemieso visu to, ko pārstāv šis Eiropas komisijas sastāvs. Aleksandrs Solženicins savulaik mūs eh, brīdināja par šādām savienībām, un viņš labi zināja, par ko viņš runāja, par totalitārismu uzvaras gājienu. Vakar mēs visi bijām liecinieki mūsu cienījamās viešņas eh, emocionālajam stāstam par Aušvicas atbrīvošanu, un šeit visi to aizgrābti klausījās. Un Eh, uz mums tika norādīts, ka lūk, šeit eh, vairs eh, nav Eiropas nāciju karodziņi, bet Eiropas karoks. Nu, kas tad tas ir, ja ne slēpts vāji maskēts totalitārisms? Britu draugi, jūs esat saklausījuši un sadzirdējuši projekta patieso būtību, un jūs visi pārējie uh, Eh, ticiet man, eh, laiks un liktenis eh, būs jums bargs soģis, un par saviem darbiem jūs vēl samaksāsiet. Paldies! Kā redzat, tad uh, mums nav iebildumu pret karogiem. Aiz mums karogu ir ļoti daudz šeit prezidijā. Karogi ir daļa no mums. Lungrēna kungs, lūdzu, vienu minūtu. Tā kļūda. Paldies par man doto vārdu. Es eh, vēlējos runāt par to punktu, kurā runa iet par Eiropas demokrātiju. Par to mēs runājam daudz. Tātad par demokrātiju, par Eiropas demokrātiju, bet citi demokrātijas veidi tiek uzskatīti par rudimentāriem. Nacionālā, nacionālā demokrātija, nacionālā suverenitāte to jūs eh, nosodiet. Tagad eh, ir jauns eh, šajā plenārsēžu zālē noteikums, ka nedrīkst būt nacionālo valstu karogi. Bet eh, kāpēc jūs nenoņemat tos, kas stāv aiz prezidija? Kāpēc jūs nenoņemat arī Eiropas Savienības karogu? Jo, ja jau karogi ir aizliegti, tad izpildīsim šo normatīvu konsekventi. Tad vispār nekādus karogus šajā zālē. Tad lūdzu noņemiet arī tos, ieskaitot Eiropas Savienības karogu, kas ir jums aiz muguras. Lūdzu, izdariet to! Prieksēdētāji, paldies! Tātad darba kārtības punkts bija e, komisijas 20. gada darba programma. Godātie deputāti, es e, vēlētos jums tomēr atgādināt runāt par e, konkrēto tematu. Bet, ja vēlaties runāt par citiem tematiem, tad varat to darīt. Bet tagad dodu vārdu Bjorkas kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vakar mēs balsojām par Brexitu. Tas ir vairāku gadu process, kurš šobrīd ir noslēdzies. Un patiesībā mums vajadzēja no tā mācīties mācīties, nu, ja negluži mācīties, tad vismaz kritiski paskatīties pašiem uz sevi, kamēr komisija šo, savā darba programmā aiziet vecajās sliedēs. Kāpēc? Man ir viens jautājums komisijai. Kāpēc jūs nesat savu kom programmu balstījuši uz apvienoto nāciju ilgspējīgajiem mērķiem. Tā vietā jūs esat izvēlējušies tādus, skai, tādus saukļus kā Eiropas dzīves stila stiprināšana, demokrātija un tā tālāk. Es neko nesaprotu. Kāpēc jūs nerunājat par klimatu un bioloģisko daudzveidību? Tam ir jābūt pirmajam, pirmajam mērķim. Ir jābūt saistošiem mērķiem 70% līdz 30. gadam samazinājumu un tā tālāk. Otrs ir jābūt plānām eh, vi, eh, vienlīdzībai, nevis kaut kādiem demokrātiskiem vai demografiskiem jautājumiem vienlīdzībai. Mums ir jābūt tiesiskuma pamatiem ierakstītiem. Jums nekā tāda nav, man šī programma nav pieņemama. Prieksēdētāji, paldies! Paldies, nākamais tenanta kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Pēc vakardienas vēsturiskā balsojuma Terī Venkara kungs eh, prasīja, lai parlaments nodzied vienu dziesmu. Tātad eh, dziesmas vārdi ir mūsu draugi, ir eiropieši un vienmēr tādi paliks. Mēs dzīvojam unikālā kontinentā, bet eh, politiskās struktūras un kontinenta institūcijas, kurām mēs pasakam ar Dievis rīt, tātad neaizmirsīsim, ka Mēs esam draugi, bet mēs dziedam šo dziesmu jaungadā. Silvestra svētkos, tāpēc, ka mēs pārējām uz kaut ko jaunu. Mēs jau neatsakamies no vecā gada, mēs vienkārši pārējām jaunā. Tāpat ir arī šeit, mēs neatsakamies no saviem draugiem, mēs pārējām jaunā fāzē. Tuvākajos gados notiks ārkārtīgi intensīvas diskusijas, un patiesībā tas noteiks komisijas darbu lielā mērā. Visticamākais šī ir pēdējā reize, kad uzstājos Eiropas parlamenta plenārsēdē, un es to labi labi apzinos. Un tomēr, lai arī cik lielas ir mūsu domstarpības, es eh, tomēr vēlētos pateikt sekojošo. Es eh, vēlos pateikt eh, tikai vienu lietu, kas man ir ļoti tuva. Būsim sadarbu gara pilni, un tas attiecās kā uz komisiju, tā arī uz Lielbritānijas valdību. Lūdzu, neizmantojiet apvienotās karalistes uh, zvejnieku prasības kā, kā ķīlu un kā tādu pēdējo kārti. Lūdzu, neizpārdodiet mūsu zvejnieku tiesības. Tas ir vienīgais, ko es vēlētos jums lūgt. Lūdzu, nelieciet viņiem ciest vēl vairāk. Tātad mēs atvadamies no politiskās savienības un ejam jaunā fāzē. Mēs būsim sadarbības partneri un būsim pilnīgi noteikti labi kaimiņi. Mūsu jaunās kaimiņa attiecības ietvers noteikti daudz uh, noteikti ietvers daudz. Priekšsēdētāji mēģina pārtraukt runātāju, un tas viņai arī izdodās. Paldies, saka priekšsēdētāji, es jums devu mazliet vairāk laika, jo tā ir jūsu pēdējā uzstāšanās reize, un tomēr biju spiesta jūs drusku apraut. Nākamais ir Monserratas kundze, pusotra minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze. Šodien mēs diskutējam par komisijas 20. gada darba programmu. Tā ir pietiekami pamatīga. Es eh, atbalstu šo programmu, un tomēr vakardiena Brexita balsojums mums no tā ir jāmācās. Eiropa balstījās uz eh, progresu, uz mieru, uz savienību, bet eh, šobrīd arvien vairāk galvu paceļ eiroskeptiskie spēki. Un eh, tāpēc eh, nerunāsim tikai par likumdošanu, runāsim vairāk par to, kā tiesiskums darbojas, kādas ir brīvības, kādas ir sociālās tiesības eh, dalību valstīs. Padomes lēmumi attiecas uz ikvienu mūsu dzīvi. Un, piemēram, 17. gadā padome pieņēma ierobežojumus un sankcijas Maduro valdības eh, locekļu sakarā. Un arī Redrīgas kundze, kas šobrīd ir Maduro eh, valdības eh, prieksēdētāja, padomu toreiz pieņēma noteikumus. Tomēr šī kundze, Rodrīgesas kundze, ieradās Spānijā, kas ir Schengenas zonā, un Eiropa neko nedarīja. Lūdzu, sauciet izmeklēt, kas notiek, un griezieties pie, griežaties lūdzu pie Sančesa un izmeklējiet šo lietu. Kāda tad ir jēga jūsu noteikumiem, ja dalību valstis tos neizmanto? Paldies! Paldies, saka prieksēdētāji, nākamā dalīkundze lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Vēlēšanu laikā un pēdējo mēnešu laikā mēs, sociālie demokrāti, skaidri pateicām, ka mēs vēlamies vairāk uzsvaru uz sociālajiem un vidas jautājumiem. Pagājušais gads eh, bija gads, kurā mēs uzsākām šo pārejas periodu vai vismaz eh, mums vajadzēja to darīt. Mēs daudz runājam par vīzijām, un tomēr politiskie lēmumi, kas ir jāpieņem šā gada laikā, nobruģēs ceļu tam, kā attīstīsies mūsu ekonomika un mūsu sabiedrība tuvākajos gados. Investīcijas jaunākajās tehnoloģijās, klimata izmaiņu apkarošanā, tas viss ir nepieciešams. Tomēr gala beigās tās jau ir dalība valsts, kuras īstenos eh, politikas, kuras īstenos likumus. Mums ir vairāk uzsvaru jāliek uz energoefektivitāti, uz tīriem energoavotiem, tīru gaisu, uz lidostām, uz ostām jo tieši lidostas un ostas piesārņo daudz vairāk nekā mēs to vēlētos saprast. Cīņai pret to visu ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešama labāka sadarbība starp reģioniem. Protams, ka mums ir jādomā par nākotni, bet tajā ir jāiekļauj arī iedzīvotāji. Nākamā Mihailovas kundze, vien minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze godātais komisāra kungs. Vispirms eh, vēlētos izteikt atbalstu jūsu galvenajam tematam šajā programmā, un tas ir pārējais periods. Tātad eh, pārējais periods, kurā mums ir ļoti lielas iespējas. Iespējas ikvienam iedzīvotājam, ikvienai dalību valstī, reģionam, iespējas tiešām izveidot digitālu, klimatu neitrālu, iekļaujošu Eiropu. Uh, Tas mums izdosies, ja mēs sakārtosim mūsu tirzniecības līgumus un arī mūsu migrācijas politiku. Eiropas iedzīvotāji beidzot vēlas konkrētu rīcību no institūciju puses šī sadarbība, ko jūs piedāvājat savā darba programmā, ir ļoti labs pamats. Protams, ka mums ir jāsadarbojas, lai šī programma realizētos dzīvē. Mums ir jāpiedāvā iedzīvotājiem tāds pārējais periods, kas neietekmētu negatīvi viņu ikdienas dzīves kvalitāti un konkurētspēju. Paldies! Paldies! Nākamā desuters kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. Vēlos pieskarties digitalizācijas jautājumam. Augst, augsti amati ir eh, baltu vīriešu eh, prerogatīva, un eh, melna sādas krāsa iedzīvotājiem bieži vien tiek liekta gan veselības aprūpas augstāka iespēja, gan līdzīgi. Tas pats attiecas arī uz tiem noteikumiem, kas tiek izvirzīti digitalizācijai. Diemžēl pagātnē ir bijuši vairāki gadījumi, kad e, plašsaziņas līdzekļos internetā parādās naida saukļi. Es domāju, ka mums e, ir jāiestājas par vārdu brīvību bez šaubām, un tomēr tas nedrīkst turpināties. Privātu uzņēmumu interneta filtri nedrīkst būt pirmajā vietā pār cilvēku. Komisija jums ir jāiestājas par demokrātiskām tiesībām, un, protams, mēs jums tajā palīdzēsim. Paldies! Nākamā Bizotto kundze, viena minūte lūdzu. Paldies! Tā tad es vēlējos pateikt sekojošo. Šķiet, ka jūs nevēlaties neko mainīt, tātad šobrīd mēs dzīvojam Eiropā, kurā jūs esat eh, gatavi piedāvāt risinājumus, un tomēr jūs nerunājat par islāmistu krīzi, kas ir pārņēmusi Eiropu. Zaļais kurs, tas, ka jums ir nepieciešama vairāk naudas, Itālija negrib ma maksāt vairāk naudu. Uh, Itālija e, nākamgad samaksās 900 miljonus un atpakaļ dabūs knapi divas trešdaļas. Kam tad tas viss kā interesēs tas viss notiek. Francijas un Vācijas vai Itālijas? Itāliešiem tas nepatīk. Itālijam nevēlas kļūt par Berlīnas un Parīzes vergu. Paldies, Terča kungs, nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos uztve, uz, uzteikt komisiju par to, ka jūs lieliski prezentējat savu programmu, kas patiesībā ir viens liels zaļais kurs. Uh, It kā jūs piedāvājat tā tad konkrētus risinājumus, bet tas viss izklausās drusceņi pēc Maudze Duna, kurš runāja par rūpniecību, par milzīgām izmaiņām, izmaiņām iedzīvotāju dzīvēs, izmaiņām likumdošanā, normatīvajos aktos. Tas viss ir jūsu vārdos un arī programmā. Jūs runājat par reģioniem, bet uh, vai kādam ir atļauts kritizēt šo programmu? Patiesībā nē, jo ja kāds to dara, tad tas tiek pasludināts par eiroskeptiķi un negatīviķi. Es eh, uzskatu, ka viss balstās uz ideoloģiju, bet eh, lielie izaicinājumi, ar kuriem sastopas Eiropa, jūsu programmā nav. Šī darba programma ir jūsu eh, savārstījums, un man tas nav pieņemams. Nākamais Džandaršī kundze pusotra minūte. Kungs, lūdzu. Komisāra kungs, man bija patiesa prieks jūsu darba programmā ieraudzīt tekstu par eh, sociālo pīlāru, kas eh, ir komisijas prioritāte. Eiropas komisijas dibināšanas pamatā bija sociālā solidaritāte caur eh, saimniecisko sadarbību, bet tagad uh, perifērajās dalību valstīs arvien pieaug bažas par to, ka vienotā tirgus nestie labumi sakoncentrējas kaut kur citur, un šī sadarbība īstenībā ir piesaks tikai tāpēc, lai izmantotu perifēro dar dalību valstu lēto darba spēku. Sociālā spriedze, saimnieciskā spriedze tikai pieaugs, ja šis apstākļus netiks ņemts vērā un netiks risināts. Uh, ko digitalizācija tikai pasliktinās. Tā ir viena no mūsdienu lielajām tendencēm, megatendencēm, un risinājums ir rodams tikai un vienīgi apņēmīgi cīnoties ar algu atšķirībām, ar geogrāfisko nevienlīdzību Eiropas Savienības valstu starpā, īstenojot reformētu kohēzijas politiku, kuras pamatā ir sociālā solidaritāte. Ja mēs neizdarīsim to, tad arvien tiks barots uh, antieiropeisks populisms. Jūsu ieteikums caur sociālo dialogu kaut kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību risinājumu meklēšanā ir apsveicams. Bet vēlos jums ieteikt arī vēl ko. Aicinu jūs konsultēties ar pašvaldībām, reģionālajām pārvaldes struktūram, jo tās ir vistuvākās mūsu pilsoņiem, un ar tām noteikti ir jākonsultējas. Paldies! Vai pieņemsit zilo kartīti no kolēģa Švāba? Gangjosi, kungs, vai pieņemat kolēģi zilo kartīti? So 30 seconds, please. 30 sekundes. Uh, jautājums, ko es vēlos uzdot. Jūs norādāt, ka jūsu vēlētāji mm, nav apmierināti ar to, ka viņi tiek izmantoti kā darba spēki, bet arī jūsu vēlētājiem Eiropas Savienība ir spējusi piedāvāt brīvības, pārvietošanās brīvības, spēļņas iespējas citās valstīs. Nu, ko tad jūs īsti gribat, lai cilvēki dodas labākas dzīves meklējumos vai nedodas? uz citām valstīm. Laiks atbildēm. Paldies par šo jautājumu. Jā, gluži pamatoti. Eiropas Savienība tā ir instruments, kura mērķis ir mazināt atšķirības dalību valstu starpā. Tās nosaukums ir kohēzijas politika. Man iebildumi ir pret to, kā tā tiek lietota. Lielākā tiesa eh, kohēzijas fondu līdzekļu tiek izšķērdēti, izsaimniekot, aiziet koruptīvās schēmās Un Eiropas Savienībā ir svarīgs pienākums atbildība šeit pārskatīt to, kā tiek vadīts kohēzijas fonds un tā izlietojums, lai līdzekļi tiktu novirzīti patiesai attīstībai, izpētēji, izstrādēji un nauda netiktu izšķērdēta, bet patiesi uzlabotu dzīves līmeni dalībvalstīs. Paldies! Melokungs. Jā, mēs eh, zinām, ka Spānijā un Portugālē tagad ir eh, enerģijas starpsavienojumi arī dabasgāzei, un šos projektus komisija savulaik eh, aizstāvēja, atbalstīja, bet tagad par tiem netiek sacīts nevārds. Mēs zinām, cik nozīmīgi ir šie savienojumi mums un cik svarīgi ir šādi savienojumi energopiegāžu drošībai visā Eiropā. Daudzas valstis ir atkarīgas no Krievijas dabasgāzes un piegādēm. Un tagad šo starpsavienojumu projektu vairs neminēt prioritāšu sarakstā, tas ir absurds. Vēlētos, lai komisija paskaidro, kāpēc prioritāšu sarakstā vairs nav um, in, infrastruktūras starpsavienojumu uh, projekti esam aizvadījuši ļoti smagu saspringtu sarunu uh, cēlienu uh, par Brexitu. Um, vēl ir jānoslēdz sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, un mēs vēlētos, lai uh, šajā saspringtajā laikā, kad esam pārgruši, būtu vietā drošības rezerves plāns enerģētikas jomā jo redzēt Krievijas draudus eh, būtu iespējams ļoti viegli minimizēt, ja vien būtu maksimāli plaši starpsavienojumi mm, nu, kuru izveidi, protams, ir jāfinansē, un priecātos, ja komisija par to izteiktos plašāk, tīpaši par eh, dabas gāzes eh, cauruļvadiem. Paldies! Friconas kundze, mikrofonā lūdzu. Lūdzu, lūdzu. Eiropa. Eiropai ir jāiestājas par tādu nākotni, kurā būtu kā globalizācija, digitalizācija, nu un, protams, ekoloģija un klimats. Mums ir ļoti daudz izaicinājumu, bet tikpat daudz iespēju. Komisijas programmā tiek runāts par spēcīgāku sociāli iekļaujošu Eiropu, un tomēr sociālais pilārs, vienlīdzība, Eh, bērnu pabalsti. Tas viss ir svarīgs, un tomēr šajā iniciatīvā man pietrūkst vairāku citu momentu. Kā konkrēti uzlabot eh, sieviešu nodarbinātību, kā samazināt melno darba tirgu, kā stiprināt sociālo dialogu, tā tur nav. Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai institūcijas strādā viņu labā, un mums tas ir jāsāk darīt jau šodien. Aiera uh, skundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji, uh, komisāra kungs. Nu, šī programma ir uh, Ursulas Vanderlainas uh, ambīcija, tāds, tāds, tāda manifestācija, un to mēs atbalstām bet mēs tāpat laikā arī vēlamies, eh, lai informācija nebūtu tikai statistika un mūs kā Eiropas parlamentu informētu laicīgi par komisijas apsvērumiem. Piemērs. Komisijas piedāvātais uh, Eiropas fondu līdzekļu izlietošanas uzskaita in instruments joprojām parlamentam nav pieejams. Mēs Mums nav piekļuves tiesību šai, šai informācijai, jo tālūk esot tikai statistika. Tāpat arī uh, iekšējā tirgus uh, rādītāji pa atsevišķām dalību valstīm. Šai informācijai nevaram piekļūt. Vai tie ir kādi sensitīvie dati, vai tie ir kādi konfidenciālie dati pār uh, e, tautsainiecības rādītājiem uh, dalību valstīs. Uh, Komisārkungs, mūsu mērķi ir vien un tie paši. Eh, mēs eh, sakāmies esam partneri, un tāpēc eh, vēlētos, lai nekavējoši šī vienlīdzība un partnerība izpaustos praksē, nevis tikai vārdos. Kolēģi, vai pieņemsit zilo kartīti no Grapīnī kundzes? Jā, liels paldies, liels paldies, eh, saka Grapīnī kundze, kad dodat man iespēju izteikties. Es eh, lielā mērā piekrītu tam, ko sacījāt. Man gan ir kas vaicājums par caurskatāmību komisijas un parlamenta attiecībās. Lūk, piemērs. Gluži nesen kādā diskusijā par šiem divējās kvalitātes eh, standārtu produktiem komisija mūs iepazīstināja ar uh, kāda pētījuma kopsavilkumu, ko lūk ir veikuši eksperti, komisija finansējusi. Bet pilnā apjomā šo, šo atzinumu komisija mums eh, negrib rādīt, jo tas lūk esot konfidenciāls. Tā kā mums tiek eh, atsevišķi tādi pieturas punkti eh, nocitēti, uh, Jūs maksājat uh, ekspertiem par viņu darbu, bet pēc tam mums, uh, maka turētājiem, liedzat iespēju ieskatīties uh, šī darba rezultātos. Aieras kundze, uh, jā, es, es uh, simtprocentīgi neuztvēru jūs teikto, bet pieņemu to zināšanai. Dann erhält als nächstes das Wort der Kollege Giegold für eine Minute. Jā, labi, Gigolda kungs. Jā, priekšsēdētājs kundze, paldies. Šefčovičs kungs komisijas piedāvātā darba programma tiešām ir ar īstajiem ak akcentiem, īstajās um, vietās. Ekoloģiskā krīze, klimata krīze šeit ir jārīkojas prioritāri un izlēmīgi. Piedāvātā pieeja ir pamatota un pareiza, taču tepat laikā Šī programma ir ārkārtīgi vispārīga un maz ko piebilst par tiesiskumu. Daudz pilsoņu, daudz vēlētāji ir zaudējuši savu uzticēšanos mums. Mūsu vārdi izskan uh, tukšumā. Cīņa pret korupciju, demokrātija. Tas viss tiek apšaubīts, un komisija Nedrīkstētu to ignorēt. Šeit nepietiek ar kaut kādu uh, kaunināšanu, ar, ar kaut kādu sarakstiņu rakstīšanu, ir jābūt konkrētām sankcijām pret tiem, kas ignorē šī, šos principus, šīs vērtības. Jo citādāk mūsu pilsoņi turpinās zaudēt uzticēšanos un, un, un, un neņems uh, mūs par pilnu. Paldies, Raila kungs! Nu, šodien atkal runājam par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Šeit viens no aspektiem ir Eiropas eh, bezdarbnieka režīms. Eh, tam nav nekāda sakara ar sociālajām tiesībām un sociālo taisnīgumu. Tā ir tāda vienkārši naudas pārliekšana no vienas kabatas otrā. Pagātnē ir pieļautas daudzas kļūdas, arī Vācija ir pieļāvusi kļūdas. Uh, Mēs esam lielākā tautsājumniecība, vis, vislielākās summas iemaksājam Eiropas Savienības budžetā, bet pie mums arī šis eh, sociālais taisnīgums joprojām ir tikai ilūzija. Eh, gados vecāku cilvēku vidū eh, nabadzība ir pieaugusi divkārt. Tuvākajos gados varam rēķināties ar to, ka arvien vairāk vecu cilvēku būs spiest dzīvot uz ielas, jo nevar atļauties dzīvokli un mājokli algas samazinās. Un tas ir lielajā bagātajā Vācijā, nerunājot par citām valstīm. Paldies, Tomašičs kundze! Minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Jaunās eh, darba programmas prezentācijā izskanēja diži vārdi - sociāli taisnīga pāreja, Eiropas zaļais kurs tautsēmniecība, kas darbojas pilsoņu interesēs, Eiropas dzīvesveida aizsardzība. Daudz tiek runāts par eh, ambīcijām, bet neviens īsti neapzinās, cik tas viss izmaksās mūsu pilsoņiem. Vai tas patiešām ir pilsoņu interesēs? Pilsoņus interesē tas, lai būtu darba vietas, lai būtu darba samaksa. To līdz šim brīdim Eiropas tautsājumniecība pilsoņiem ir spējusi nodrošināt, bet tagad tā vietā mums tiek piedāvātas skaistas romantiskas frāzes, kas eh, patiesībā ir, ir, ir, ir būtiskas tikai birokrātiem kā mēs esam nonākuši pie tā, ka šeit mēs veidojam tādu barotni un spēļu laukumu birokrātiem, nevis strādājam pilsoņu interesēs. Paldies, saka Štefaneca kungs, priekšsēdētājs, eh, kundze, komisārdāms un kungi. Eiropas eh, komisija ir izvirzījusi ļoti ambiciozus uzdevumus. Es vēlos izteikties par vienu konkrētu aspektu kopējām kontrolas un pārādzības iestādēm ir jābūt jaudīgākām, ietekmīgākām, jo citādāk oligarhi un apšaubāmi ietekmīgi uzņēmēji turpinās apdraudēt tiesiskumu un vienlīdzību mūsu sabiedrībā. Nesen tika nogalināts kāds jauns žurnālists un viņa draudzene tikai tāpēc, ka viņi bāz degunu tur, kur uh, tas viņiem nebūtu bijis jādara, un noziedznieki satrūkās. Un Eiropas Savienībai nāktos šādus skandalozus gadījumus uh, nepieļaut. Ceru, ka šajā gadā, ka šajā jaunajā gadā vairāk tiks darīts Eiropas finanšu interešu aizsardzībai. Uh, Un šai ziņā pilnībā atbalsta Eiropas komisijas ieceres, un tās atbalsta arī uh, Eiropas tautas partija grupa. Andrijē, kungs, paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir iecerējusi kļūt par pirmo oglekļa neitrālo kontinentu pasaulē 2050. gadā, kur plaukst un zeļ jauninājumi. Un, lai tas uh, īstenotos, ir nepieciešams mums visiem sadarboties. Pagaidām uh, Eh, man pārliecības par šo ieceru izdošanos nav. Pirmkārtām, finanšu aspekts. Eh, vai eh, ar paredzētajiem līdzekļiem tas būs iespējams paredzētajā laikā, vai ir pietiekams finansējums šīm pārmaiņām, kas ir nepieciešamas? Otram kārtām, konsekvence šajos plānos. Mēs nevaram no vienas puses uh, Uh, vārdos iestāties par vīdi, bet tāpat laikā turpināt vieglu roku parakstīt uh, brīvās tirzniecības nolīgumus ar uh, reģioniem un valstīm pasaules otrā pusē, un pēc tam transportēt, piemēram, gaļu tūkstošiem kilometru attālumā. Tas, tas ir absolūts paradoks un pretruna. Tāpat arī sociālie jautājumi. Uh, jūsu šajā priekšlikumā tāda īsta satura šīm iecerēm sociālajā jomā uh, eh, seguma nemaz nav. Čarancovas eh, kundze. Lielas paldies priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, liels paldies jums par darba programmu un jo īpaši par to, kādu lomu jūs piešķirat Eiropas digitālajām transformācijām. Uh, Mums nepieciešama ambiciozs digitālā politika, kas ļautu Eiropas uzņēmiem izaugt un in, tātad nodarboties ar no, inovācijām Eiropā un Eiropiešiem izmantot šīs digitālās transformācijas dotās iespējas. Šobrīd ir jārīkojas, šobrīd ir jābūt jauniem spēlētājiem, un mums ir jābūt tiem, kas nosaka globālos standartus. Papildus digitālo pakalpojumu aktam pozitīvi vērtēju Uh, mākslīgā intelekta un datu priekšlikumu, uh, kiberdrošības pārskatu, digitālo rīcības plānu. Lēmumi par to, kā regulēt digitālo pasauli, ir noteikti mums prioritāte. Šis jautājums būs svarīgs ne tikai 2020. gada darba kārtībā, bet uh, visa mandāta laikā. Šeit ir jārīkojas tagad, un atcerēsimies, ka atbildi uz mūsu problēmām nav vienmēr papildus regulējums, bet labāks regulējums. Paldies! Danke. Paldies. Delikundze lūdzu, viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi, kā jau es vakar teicu, mums ir vairāk jāpievērš uzmanība klimata ārkārtas situācijai. Un nevis 25. gadam, 30. gadam programmas jātaisa. Mums ir jārīkojas nekavējoties šodien. Pretējā gadījumā mēs eh, nevarēsim glābt planētu, un to neglābs arī skaisti vārdi. Tā tad eh, mēs nevaram gaidīt vēl vienu gadu, jau šogad ir jāķers klāt un jārīkojas izšķirīgi. Tas, eh, ka jāsamazina par 30% siltumnīcas gāzu izmašu un arī aviācijas sektors ir tajā jāiekļauj. Uh, Šā iemesla dēļ prieksēdētāja kungs un komisāra kungs ir jāmaksā tiem, kuri piesārņo. Komisija vienmēr e, ir iestājusies par ambiciozu politiku, un tādu mēs īstenojām arī iepriekšējā sasaukumā. Princips piesārņotājs maksā ir jāievēro un šajā tekstā jūs piedāvātajā programmā tas skaidri neparādās. Tāpēc es vēlos, lai komisija sagatavo jaunu priekšlikumu, kurā lielākie piesārņotāji tiktu e, saukt pie atbildības tīri politiski. Darē, kungs, vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. 2020. gads ir būtisks eh, brīdis Eiropas Savienībai Komisijai ir jācīnās ar lieliem izaicinājumiem. Brexit, uh, budžets sarunas par 21. un 27. gadu, un komisijai būs tikai 11 mēneši, lai pabeigtu apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Manuprāt, ir būtiski svarīgi ļoti rūpīgi uzraudzīt sarunu gaitu, ir jānodrošina mūsu mazo vidēju uzņēmumu konkurētspēja un jā jā, jāatzīst, īpaši jāizceļ mūsu ekscelences produkti, tātad mūsu izcelsmes produkti. Kas attiecas uz daudzgadu finanšu schēmu, komisija par 30 miljardiem eiro grib papildināt uh, budžetu Erasmus. Vanderlainas kundze piedāvā dubultot budžetu Erasmus. Paturot prātā tātad šo solījumu, nu, solījumi ir jātur. Solījumus uh, izdarīt ir viegli, bet, bet svarīgākais ir tos izpildīt. Liels paldies, Kempas kundze. Vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze. Jūs norādījāt, ka Eiropas komisija būs ģeopolitiska komisija, un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Tagad ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Ko jūs darīsiet, lai apturētu Nord Stream būvi? Tas ir Eiropu dalošs projekts, kas stiprina Krievijas klātbūtni Eiropā. Stratēģiskā drošība, enerģijas jomā ir viena no lielākajām e, Eiropas problēmām. Ir vērts pārliecināties, ka mēs uh, atsaucamies uz mūsu dibinātāju vērtībām. Mēs gribam būt Eiropas Savienībā, tomēr mēs gribam, lai mēs būtu savienība, kurai ir nepieciešama cieņa, savstarpēja cieņa, nevis diktatūra. Kādēļ jūs tādēļ jaucat iekšējos jautājumos dalību valstīs? Kādēļ jūs tos sasaistāt? Ar budžetu visbiežāk. Nu, un tas mūs vēl tikai šķe, turpinās šķelt un gūsim tomēr mācības no vakardienas. Liels paldies! Glābaka kundze viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Ir pagājuši 60 gadi kopš Romas līguma noslēgšanas, un pasaule mūsdienās ir vēl mazāk stabila. Klimats, tehnoloģijas, demogrāfiskie izaicinājumi, tas viss pārmaina mūsu sabiedrību, tādēļ tas uz to ir, jā, pie tā ir jāstrādā. Mēs gribētu koncentrēties uz vienlīdzību un vienlīdzīgām iespējām visiem - sievietēm, vīriešiem, veciem, jauniem cilvēkiem. Zaļajā plānā ir uh, daudz plānu, un turpmākajos septņos gados uh, ir plānots uh, mobilizēt miljardu eiro. Vēl jau vairāk Uh, ja domājam par uh, pasaules uh, centieniem klimata jomā. Vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu ir pamats jaunajai stratēģijai dzimumlīdztiesības ietvaros. Tas būs liels izaicinājums. Konkrēti domājot par um, sievietēm, kas uh, vidēji ir izglītotākas, bet pelna 16% mazāk nekā vīrieši. Jauni stimuli Eiropas uh, demokrātijai Tie būtu mūsu mērķi, ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, jaunieši, Eiropas iestādes, tiem visiem jābūt partneriem šajās diskusijās. Runājot par demokrātiju. Vislabāk par to varēs runāt uh, uz, um, kontinents, kas to ir veidojis. Bet mums jābūt savstarpēji uzticībai un jāzina, uz kurien mēs visu kopā dodamies. Šī programma, manuprāt, mums palīdzēs to sasniegt. Liels paldies! Pikula kungs, viena minūte, lūdzu. Poštovana gospođo. Prieksēdētājs kundze, komisāra kungs, es pozitīvi vērtēju komisijas iniciatīvas, tomēr sagaidu, kā šie mērķi arī tiks pildīti, jo īpaši domājot par godīgo pārēju uz ilgspējīgu Uh, Eiropu. Šeit uh, īpaši svarīgs būs vietējās reģionālās kopienas, kas jāiesaist šajos procesos, jo īpaši domājot par kopē, godīgās pārējais fondu. Atbalstu komisijas plānus bioloģiskajai daudzveidībai līdz 2030. gadam. Kom, uh, Horvātijai, kā resursiem bagātai valstī, tas ir ļoti svarīgi. Pozitīvi vērtējam arī mērķu stratēģiju. Ilgtspējīgās attīstības mērķi kā daļa no zaļā kursa ir liela atbildība mūsu pilsoņu priekšā. Mums ir liels prieks dzirdēt, ka komisija minēja arī jauniešu garantiju, kas ļaus veicināt nodarbinātību jauniešiem. Spēcīgāka savienības loma mūs, Eiropā un mūsu kaimiņu valstīs būtu saistīta ar sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju, un es ceru, ka mm, mēs pie tā īpaši strādāsim, jo īpaši samitā Zagrebā, kam ir sagatavots rekomendācijas. Mm. Paldies, Garikāno kungs. Paldies, šodien ir skumja diena, pēdējā diena apvienotai karalistei uh, mūsu sastāvā. Turpmāko nedēļu laikā atklāsim, kādas tam ir sekas, bet gribētu uz vienu lietu norādīt, kas man rada bažas. Apvienotā karaliste, kad bija Eiropā, mēs bijām uh, supervara. Mums bija labākās universitātes pasaulē. Bez apvienotās karalists Eiropas Savienība nu, nav nekas tik spēcīgs. Uh, uh, University College London, Cambridge, Oxpo, Oxforda, visas šīs uh, universitātes šodien izstājas no Eiropas Savienības. Ja mēs paraugāmies jaunākajiem rādītājiem kvalitātes, tātad 50 top universitātes pasaulē, 12 Āzijā, 21 ASV, 11 apvienotajā karalistē Šveicē un viena pasaules uh, um, līmeņa universitāte pašā Eiropā, Delftā, 50. vietā. Tas ir svarīgi. Mēs runājam par inovācijām, zināšanu, ekonomiku, un mēs neinvestējam mūsu universitātēs. Komisijas darba programmā šis vārds pat neparādās. Mums ir novecojusi pārvaldība, mobilitātes uh, problēmas, budžeta problēmas. Tā ir krīze Eiropai. Mums jābūt izglītības supervarai, ja vēlamies uh, panākt rezultāts un progresu. Liels paldies! Strika kundze, viena minūte. Um, Mike? Yeah. <clears throat> ah, sorry. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Darba programma nav pietiekami izšķirīga par kopējo nākotnes Eiropas patvērums sistēmu, un tas ir tādēļ, ka šobrīd plāni ir balstīti uz jauno patvēruma paktu par ko prezidentūra runāja jau pirmajā uzrunā. Svarīgākais šeit būtu rast risinājumu uh, patvērumu meklētāju sadalēju un šim strupceļam, kurā esam nonākuši. Tādēļ aicināt komisiju un dalībvalsts meklēt risinājumu, kas visbeidzot mums ļaus godīgi sadalīt atbildību patvērumu meklētājiem Eiropā. Un, lai to paveiktu, ir nepieciešama tūlītēji patvērumu meklētāju sadale, sākot jau ar ārējo robežu. Daudzas dalībās šobrīd domā un piedāvā kaut kādas procedūras uz robežām, tātad būtu izvērtējums skrīnings šim uh, pieteikumam. Es aicinātu nepiekrist šādam priekšlikumam. Tas nozīmēs papildus šīs, šos karstos punktus, garas procedūras, garas aizturēšanas periodus. Es atbalstītu zaļo piedāvāto priekšlikumu tūlītējies sadalījums un sāksim īstenot, izpildīt esošos noteikumus, kas mums ir par uzņemšanu, lai tādējādi mēs panāktu harmonizētu sistēmu un godīgu atbildības sadali. Paldies! Uh, vai Festa kungs gribat izteikties vienu minūti? Jūs zināt noteikums. Paldies! Paldies! arī no sociāldemokrātu puses. Viņus jūs uzklausījāt, bet UKIP pārstāvjus nē. Dzirdam cilvēkus, kas mēģina noliegt savu izcelsmes valsti. Priekšsēdētāji izslēdz mikrofonu. Kungs, mēs varam uzsākt jaunas debates, bet lūdzu ievērojiet uh, nospraustos noteikumus. Tas nav mans lēmums, tas ir biroja lēmums. Ir jautājumi, kas jau ir izskatīti. Ja jums ir kaut kādas sūdzības, tad lūdzu, bet attiecīgi sagatavojiet, tad iesniedziet sūdzību birojam. Manuprāt, uh, nu jau pietiks tomēr. Ja vēlaties izteikties, lūdzu. So? Vēlaties izteikties? Jā. Jetzt. Gut, dann, uh, Labi. Nu, tad es jūs nekritizēšu, kritizēšu bīroju. Vakardien Eiropas Savienība runāja par tiesībām, par kultūru, par uh, personu tiesībām mm, atzīt savu kultūru. Un tas pēc būtības um, tagad nozīmē, ka nevaram izmantot savus karogus. Eiropas Savienība mīda karogus ar kājām. Es saprotu, ka apvienotā karaliste ir izdarījusi pareizo lēmumu, breksitējot, un es ceru, ka citas valsts, kā Vācija, piemēram, arī pagriezīs muguru Eiropas Savienībai. Un tad jūsu nožēlojamā valdības, um, valdības laiks arī beigsies. Prieksēdētāji, nu, paraudzie, paraugieties uz šiem burvīgajiem karogiem. Mēs ar karogiem ļoti lepojamies, un jūs patiesībā pārsniedzāt pat uh, jums atvēlēto laiku. Aleksandrs Vondra, lūdzu, paldies, prieksēdētājs kundze. Vakardien bija skumja diena kas, ko, kas kulminējās skumjā dziesmā. Un pirmās sekas jau redzam. Zaudējam angļu valodu, kā mūsu saziņas valodu, kā lingua franca. Un valoda ir būtiski centrāls punkts uh, kopējai sapratnei. Mēs varam izmantot šīs Brexita dotās iespējas, jo tagad angļu valoda kļūst mums visiem pieņemama čehiem, vāciešiem, francūžiem, bet patiesībā redzam pretēju, jo katrs izsakās savā dzimtajā valodā ar dažiem izņēmumiem, un daži vispār neklausās. Komisijas darba programma ir pārpildīta ar ambīcijām, bet bez ietekmes izvērtējuma, un tur nav nekas saistīts ar to, ka uh, būtu jāveicina angļu valoda kā lingua franca. Gribu jautāt, vai jūs ko plānojat darīt, lai izvairītos no šī bābeles torņa sindroma un veicinātu mūsu kopējo sapratni un kopējo valodu? Tātad, uh, paldies, Bērns Lange, viena minūte lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, komisijas uh, prezidenta vietnieku kungs. Uh, Izpētot komisijas darba programmu, es izprintēju prioritātes, un man radās jautājums, vai es kaut ko nesmu palaidis garām kas attiecas uz tirzniecību, ir 13. punkts PTO reformas. Tas arī viss. Nu, nākotnē var jau būt, ka tā arī būs, bet šobrīd tas nav nekādā veidā saistīts ar mūsu ārējo tirzniecību. Uh, vai ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Kur ir uh, atspoguļot ilgspējīgas attīstības mērķi mūsu tirzniecības politikā? Mums ir pielāgošanas fonds, bet kur mēs redzam, piemēram, godīgu piegādes ķēdi, kas uzņemtos savu atbildību par ilgspējīgu attīstību. Mums pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Paldies! Paldies! Langas kungs, labrīt visiem! Labrīt, kolēģi! Šobrīd dodu vārdu Botos kungam. Viena minūte. Paldies! Dārgie kolēģi, vērtējot uh, komisijas darbu, izklāstot uh, viņu prioritātes, uh, stratēģijām, piemēram, Tātad vēža stratēģija, ko piedāvā komisija, ir vairāki punkti viņu sarakstā, ko es atbalstu, bet ir dažas lietas, kas šeit iztrūkst. Un tās ir ļoti svarīgas. Tas ir svarīgs mūsu pilsoņiem, patērētājiem ir nepieciešama informācija, lai izdarītu pareizo izvēli, un tas var būt ļoti svarīgi, domājot par uzturu, uzturu nozīmi cīņā ar slimībām. Šeit jābūt identiskai pieeja visā Eiropā, neatkarīgi no cilvēku izglītības līmeņa. Cilvēkiem jāspēj pienācīgi izvēlēties informētā veidā pārtiku, ko viņi patērē. Tad viņiem ir nepieciešama pārtikas marķēšanas sistēma, kas būtu balstīta uz luksusforu sistēmas, tā teikt. Tādējādi mēs sniegtu cilvēkiem pienācīgu informāciju. Um, patērētāju veselībai ir jābūt mūsu darba kārtības prioritāšu sarakstā. Paldies! Lielas paldies! Rūskungs, viena minūte te, oh, jā. Dank u, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas zaļais kurs ir mūsu izaugsmes stratēģija. Tas ir tas, kas parādās komisijas eh, darba programmā. Vienīgā lieta, ko mēs par to zinām, ir tas, ka tas izmaksās 11,5 miljardus, bet ko tas nozīmē un ko tas nozīmēs uzņēmumiem un pilsoņiem, tas skaidrs nav bet uh, šajā laikā zaļais kurs tiks iekļauts uh, likumos, un tad tas apgriezīsies ar uh, taksonomijas palīdzību. Komisija virzīs priekš Eiropas ekonomiku, un nebija gluži tā, ka eirofīli tika ievēlot, lai noteikti, kas būs zaļš un kas būs brūns. Tas nozīmēs vairāk Eiropas, vairāk Eiropas Savienības. Klimats tiek izmantots, lai iegūtu papildus varu. Uh, Briselē. Mūsu, tā ir plānotā ekonomika. Mūsu austrumē Eiropas kolēģi pirms 30 gadiem atteicās no uh, plānu, plānveida ekonomikas. Šobrīd šķiet, ka Briselē ir vāru nekad uh, nepietiek, un tas nav tas, ko pilsoņi vēlas. Ar šīs politikas palīdzību daudzas valsts izlems pievienoties Britiem. Paldies! Pedro Markes kungs, viena minūte. Dobrigādu, prezidenti! Liels paldies priekšsēdētājiem! Mums visiem būtu uh, jābūt spējīgiem pateikt, ka mūsu svarīgākās prioritātes komisija ir pārņēmusi. Kopumā labs dokuments. Vicepriekšsēdētā kungs, jūs esat labi pastrādājis. Nekļūdieties, šīs ir svarīgas debats, svarīgs dokuments. Tomēr Visi vārdi, kas eh, varētu Eiropu pavirzīt uz priekšu, jau ir pateikti, tagad ir jārīkojas. Jārīkojas, lai mēs būtu dekarbonizācijas, eh, eh, tātad būtu tie, kas iet pa priekšu, virza šo procesu, bet uh, ar bezdarba um, cilvēkiem bezdarbā mēs to nenodrošināsim. Un godīgu pārēju mēs uh, to nepaveiksim, ja vien mēs nerunāsim tātad par šo procesu kopumā Eiropā. Ekonomikai ir jāstrādā cilvēku labā. Mums ir jāpabeidz ekonomikas monetārā savienība, bet, lai tas viss būtu aktuāli, nauda ir um, jāizmanto konkrētiem mērķiem. Nav laika mums uh, turpināt uh, stāst, tātad runāt skai, skaistus vārdus. Mums ir jāvienojas par DFS un jā, jāvirs konkrēti, konkrēts finansējums šiem, šo mērķu sasniegšanai. Paldies! Paldies! Tanga kungs, lūdzu. Danke, voorzitter. Liels paldies. Priekšsēdētāja Šefkoviča kungs. Komisija patiesībā ieradās kā ģeopolitiska komisija, bet eh, par Irāku, par pirmo ģeopolitisko notikumu jūs neteicāt neko, un eh, arī Trumpa draudošajiem uh, tarifiem, ar digitālo pakalpojumu nodokli. Jūs uh, neteicāt neko. Mūsu pilsoņiem ir gaidas par ilgspējību, sociālajām tiesībām, uh, tiesiskumu. Jūs tiešām uh, nevienā brīdī neplānojat izteikties. Plāni ir ļoti ambiciozi, bet tas radīs konfliktus ar Ķīnu, ar citām dalībvalstīm, ar ASV, nu, piemēram, bezdarba pabalsti un potenciāli arī budžets. Visi šie jautājumi Mēs esam jūsu pusē, bet tikai tad, ja esat gatavi arī iet uz priekšu un to novirzīt līdz beigām. Uh, tirgus ekonomika ir krietnī veiksmīgāka sistēma Eiropā nekā Ķīnas vienas partijas uh, sistēma vai kapitālisms Eiropā, bet to mēs spēsim attīstīt tikai tad, ja uh, smagi cīnīsimies uh, godīgas, ilgspējīgas Eiropas vārdā. Mums nepieciešama komisija ar muskuļiem, tā teikt. Paldies! Muito obrigado! Lielas paldies! Nu, brīvā mikrofona procedūra ir vairāk runātāji pieteikušies, tad lūdzu jūs uh, iekļauties jums atvēlētajā laikā. Viena minūte katram, lai būtu iespēja uzklausīt pēc iespējas vairāk kolēģu. Sāksim ar Grapīnī kundzi, vienu minūti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Mēs eh, tā tad šodien diskutējam par jūsu darba programmu 20. gadam, un eh, ir vairākas tēmas, vairāki momenti, kurus eh, varētu kritizēt. Bet, protams, ka jūs šobrīd ieskicējiet arī jūsu mandāta galvenās prioritātes, bet man ir viens jautājums. Raugoties uz jūsu piedāvātajām programmām, kuras ir akceptējusi arī padome, Tā tad par kohēzijas finansējumu runājot, vai jūs uzskatiet, ka kohēzijas politika tiek īstenota tiešām adekvāti, proti tās galvenais uzdevums ir samazināt atšķirības starp reģioniem. Vai tiešām tā ir izpildījusi savu mērķi? Un otrs, Par īstenošanu, par metodoloģiju runājot, vai jūs varat eh, pateikt, kādu konkrētu metodoloģiju jūs izmantojat? Prieksēdētājs, paldies! Tagad dodu vārdu Bezesko kungam vienu minūtu lūdzu. Domnule președinte, am privit programul. Prieksēdētāja, prieksēdētājs, prieksēdētāja kungs, komisāra kungs. Paldies! Jūsu e, programmā ieskicētās prioritātes ir uzteicamas, bet kur tiks ņemta nauda? Ļoti labi, ka mēs esam ambīciju pilni, ļoti labi, ka mēs vēlamies veidot e, klimatneitrālu Eiropu, ļoti labi, ka mēs vēlamies ieviest 5G Eiropu, Eiropas armiju, izveidot sociālo pilāru, stiprināt. Ļoti labi, ka ir tik daudz prioritātes, bet kur jūs ņemsiet tam visam naudu? Manuprāt, viss šis zaļais kurs, par ko tik daudz tiek runāts, tas ir jāpārskata. Ne jau tā, ka tas ir jāpārskata prioritāru zinā, bet eh, desmit miljārdi vairāk gadu laikā ar to jau nepietiek. Atbrauciet uz Rumāniju, paskatieties uz to, kas notiek eh, raktuvēs, paskatieties uz to, kas notiek Rumānijas laukos, uz to vaiprātīgo nabadzību, un tad runāju par programmu. Prieksēdētājs, paldies! Markas kundz vārds jums, paldies, prieksēdētāja kungs! Eiropas komisijas darba programma, labāks noregulējums. Patiesībā tas eh, tie ir, vec, tie ir tie paši vēži jaunā kulītē. Tur nav nekas jauns. Jūs it kā runājat par mākslīgo intelektu, par jauniem tematiem, bet kā jūs uzlabosiet savu darbību, savu ģenerāldirektorātu darbību? Uh, Mums vajadzētu reālāk iestāties par mazo un vidēju uzņēmumu, labāku spēju strādāt. Protams, jaunās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts var palīdzēt eh, Eiropas institūcijām, bet eh, palīdzēt tādā ziņā, ka tās kļūs nonāks tuvāk iedzīvotājiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad dod vārdu Kudāro kungam. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es eh, nāku no Rumānijas austrumiem, un mana valsts vēlas uzdot trīs jautājumus. Pirmais par Schengenu. Mēs esam izpildījuši visus eh, noteikumus, un tomēr Schengenā iestāties mums eh, nenā, neļauj. Nākamais par infrastruktūru. Viens no reģionālajiem viena no reģionālajām slimnīcām. Mēs esam lūguši finansējumu tās renovācijai, bet slimnīcai tas netiek dots. Uh, Mani rumāņu vēlētāji ir noguruši no gaidīšanas un tukšiem solījumiem, un visbeidzot lauksaimniecības subsīdijas. Kad jūs beidzot nodrošināsiet, lai Eiropas Savienībā visas valsts saņemtu vienādus lauksaimniecības maksājumus? Tikai tad mēs varam runāt par vienlīdzīgu Eiropu. Atbildiet, lūdzu. Paldies, saka prieksēdētājs. Limits temp. Paldies, ka tiešām visi līdz šim runājošie ieturēji iekļāvās vienā minūtē. Un tagad Dominika Vizdevesa, lūdzu. Eh, paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies arī komisāram par darba programmas prezentējumu. Man eh, patīk šī programma, tā uzrunā. Ļoti labi, ka jūs eh, esat arī izvirzījuši prioritātes. Jūs eh, pieminējāt Eiropas nākotnes eh, konferenci. Tā tad par Eiropas nākotni, protams, ir jārunā, tā ir ambicioza tēma. Skā Kellers kundze, kas notika vakardien balsojumā? Mēs nobalsojām par Brexit. Mums ir nepieciešama vienota Eiropa, mums ir jāveicina Eiropas politiskā vienotība. Un mums tiešām vajadzētu iekļa, ieklausīties lielo parlamentāro grupu teiktajā šeit, jo tās vēlas homogēnāku politiku, un tas arī ir tieši tas, ko no mums vēlas vēlētāji. Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu Margaritai Markašai vienu minūti. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, vispirms vēlētos pateikties eh, komisijas priekšsādātāja vietniekam Šefkovičam par darba programmas eh, prezentējumu. Jūs nedaudz jau pieskārāties detaļām, un, komis, protams, ka parlaments vēlas izprast, kādas tad būs komisijas prioritātes tās pirmajā pilnajā darba gadā. Diemžēl, ka nav tāda plašāka, vairāku gadu garumā skatījuma, bet eh, man ir divi jautājumi, un tie ir pietiekami niansēti. Pirmais. Komisija apgalvo, ka tā strādās pie likumdošanas un arī pie tā, lai Eiropas iedzīvotāji eh, vairāk uzticētos Eiropas projektam. Demokrātija ir ļoti svarīgs ceļš, un tas attiec arī uz institūcijām. Otrs jautājums - finansējums. Kur jūs ņemsiet finansējumu visu šo projektu īstenošanai? Proti, kā mēs saglabāsim kā mēs nosargāsim iedzīvotāju uzticēšanos institūcijām. Mēs bieži vien nākam klajā ar politiskiem saukļiem, kuriem trūkst finansējumu. Projekti ir ļoti ambiciozi, bet finansējums nereti izpaliek. Tā tad vai komisija atbalstīs parlamenta prasības budžeta sarunās? Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, vēlētos dot vārdu Fernandes Lupesam Agijārkungam. Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātais Šefkovičs kungs! Raugoties uz komisijas darba programmu 20. gadam, ir tāds uzsvars uz demokrātiju un otrs uzsvars uz Eiropas dzīves stila popularizēšanu. Es esmu Liba komitejas prieksēdētājs un Mēs arī runājam par šiem jautājumiem, citu starpā runājam arī par tiesiskumu, par vienlīdzību. Tiesiskums attiecas uz visām dalību valstīm. Otrs, mums ir jāaktualizē regula, kas eh, ļauj piekļuvi dokumentiem. Mēs dzīvojam 20. gadā un joprojām vēl ir, nav tādas atvērtības eh, dokumentu piekļuvē. Nākamais noteikti ir jāpārskata Dublinas regula. <clears throat> Finansējums, kas ir paredzēts migrācijas un eh, bēgļu krīzes pārvaldīšanai, nav pietiekams Šī krīze joprojām turpinās. Mums e, ir jāpārskat šī direktīva un jāpārskat arī tas, ka cilvēki, kuri palīdz bēgļiem, bieži vien tiek e, krimināli notiesāti. Paldies! Muito obrigado. Um minuto agora para a intervenção. Jā, paldies. Viena uh, minūte mūsu kolēģim Milleram. Jā, liels paldies! Domāju, ka komisijai nāktos pievērst lielāku vērību sociālajiem un darba tirgus jautājumiem, ne tik daudz citām lietām. Es šeit runāju par tādu projektu kā Visa Eiropas minimālā alga, kā Eiropas nodarbinātības apdrošināšanas garantiju sistēma Vairākās valstīs eh, minimālā alga pastāv, bet ieviešot eh, šādu sistēmu Eiropā, būtu pareizi jāizvēlas atsauces eh, rādītāji. Mm, un tāpat arī uzskatām, ka komisijai nāktos apsvērt kādu digitālu uh, Um, nodokli balstoties esošajos uh, pamatlīguma noteikumos un uh, beidzot atbrīvoties no šī um, obligātā pienākuma pieņemt lēmumus vienbalsīgi. Tas mm, ļautu arī parlamentam efektīvāk rēģēt uz komisijas priekšlikumiem. Paldies! Monika Gonsalesa, minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, komisāra kungs. Mēs eh, esam patiesi priecīgi par to, ka jūs prioritātēs, jūs šī gada darba programmā minat eh, zaļo kursu, ir, eh, esam klimata katastrofas priekšā un tāpēc ir pamatoti rīkoties, bet tajā pat laikā komisijai nāktos atcerēties par to, cik svarīga ir ārējā darbība, cik svarīgi ir iestāties par uh, humanitārajām tiesībām pasaulē, cik svarīgs ir attīstības atbalsts. Uh, attīstības attīstības valstīm. Tās valstis, kas ir visvairāk pakļautas planētas sasilšanas un klimata pārmaiņu riskiem, ir trūcīgākās valstis, kurām savu resursu nav. šīs valsts nespēja pasargāt savus pilsoņus, un to apliecina arī, piemēram, Kartahēnas deklarācija, kas tika parakstīta Latīņamerikā. Amerikā. Cienījamā komisija, mēs lūdzam jūs šajā programmā uh, neaizmirst par uh, klimata bēgļiem, par cilvēkiem, kuri spiest pamest savas dzimtās vietas, bēgot no uh, vides un klimata katastrofām. Paldies! Paldies! Nu, gan vēl turpinām. Kolēģis Belka, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, turpināšu par Eiropas Savienības cīņu ar nodokļu nemaksāšanu, nodokļu apiešanu, nodokļu blēdībām. Kā jūs zināt, saruna par šiem jautājumiem šobrīd fokusējas uz OECD. Mums nav iebildumu, lai nu tā būtu, tik vien tas, ka nevaram cerēt uz kādu konstruktīvu iznākumu, Eh, kas mums simtprocentīgi būs paprātam, jo OECD lems, kā OECD lems, ne jau tā kā Eiropas Savienība to ir iedomājusies. Tāpēc mūsu valstīm OECD rindās eh, noteikti būtu jābloķējas par vienotu pozīciju, kas līdz šim nevienmēr tā ir noticis. Tāpēc vēršos pie Eiropas komisijas, aicinu jūs izmantot jūsu politiskās sviras, lai uh, tā jaudīgi stūrētu OECD sarunas mums vēlamā un izdevīgā virzienā. Paldies! Nu, vārds Pereiras kundzei viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, sociālie, zaļie jautājumi ir, ir, ir tā ļoti prominenti, ir eh, sa salasāmi šajā uh, programmā, bet nepietiekami tiek runāts par sociālo attīstību, par mūsu pilsoņu izaugsmi. Uh, zaļais kurs, zaļais kurs, bet um, netiek atzīts, uh, atzīta neizdošanās. Uh, uh, Mm, līdz šim eh, ne, un netiek atzīta neoliberālās sistēmas eh, kaunpilnā sak, sagrāve. Turpinās eh, cilvēku un dabas resursu eksploatācija, un Eiropas Savienība klusējot tajā visā piedalās. Portugāla ir valsts, ko komisija bieži un daudz ir kritizējusi, it īpaši par mūsu minimālo algu. Uh, par mūsu performanci e, e, vienotās valūtas sistēmā un nešaubāmies, ka šī kritika neapsīgs. Aicinātu jūs likt aiz auss, ka Portugāles cilvēku pacietība nav neizmērojama. Paldies! Niko Ales, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jūs norādījāt, ka komisija nāks klajā ar Eiropas demokrātijas rīcības plānu, lai uh, palīdzētu nostiprināt mūsu demokrātijas noturību un uh, vēršanos pret uh, ārējiem draudiem. Pagājušajā nedēļā biju cietumā Spānijā, kur jau vairāk kā divus gadus sēž katalāņu uh, politiķi, aktīvisti, un tas ir klajš demokrātijas normu pārkāpums. Uh, Tas nenotiek kaut kur, nezinu, kur pasaulē. To, tas ir Spānijas valdības roku darbs. Šeit klaji tiek liektas un ignorētas šo cilvēku, cilvēka un pilsoniskās tiesības darboties politiskajā arēnā. Komisāra kungs, ko Eiropas komisija šajā sakarā grasās iesākt, jo citādāk tas ir absolūts apkaunojums. Liels paldies! Un visbeidzot, brīvā, brīvā mikrofonu eh, noslēdz kolēģis Roberts Atčers. Paldies eh, priekšsēdētāji. Vēlos eh, pateikties komisijai par, par to, ka atnācāt, ka mūs uzrunājāt, iepazīstinājāt ar, ar ļoti ambicioziem mērķiem un, un nodomiem. Uh, Eiropa vēlas kļūt par piemēru pārējai pasaulē, bet visām šīm pārmaiņām ir jābūt taisnīgām, godīgām pret visiem, pret visiem pilsoņiem, lai ceļā uz, uz zaļo nākotni uh, mēs neaizmirstu par mūsu pilsoņiem, viņu uh, iespējām, viņu labklājību instruments tā, tā izolēti aplūkojot ir labs un, un, un, un cienījams, bet uh, daži reģioni kā vienmēr visu labumu savāks sev uz citu reģionu rēķina, kuriem ir ārkārtīgi nepieciešama palīdzība Slovākijā, Polijā, šādos reģionos kurus uh, šīs, šie pārmaiņu vēji skars vissmagāk. Uh, šajā reģionā valstu enerģijas šī pīrāga pamatā ir ogles, ir kodolenerģija, ir gāze. Mēs neesam tik advancēti kā viens otrs cits, un tāpēc īpaši aicinu iestāties par to, lai šī pārēja, lai šis pārmaiņu process būtu taisnīgs pret visiem. Paldies! Paldies! Nu, sarunas noslēgumā vārds Marašam Šefcovičam. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Eh, liels paldies par šo eh, aizraujošo, interesanto sarunu. Paldies par visiem komentāriem. Arī šī saruna skaidri ap, ir kārtējais apliecinājums tam, ka mūsu uh, programmā lielā mērā uh, atbilst uh, aktualitātēm. Protams, varam diskutēt par atsevišķiem elementiem, niansēm. Uh, Eh, jūs ieskatā šis tas mūsu programmā pietrūkst. Mēs esam gatavi ar jums diskutēt, strādāt kopā, lai to papildinātu. Un Eh, tas moto, tas lozungs, kuru pasludināja mūsu jaunā priekšsēdētāja, mm, proti, ka šis komisijas eh, sastāvs būs eh, ar ģeopolitisku ievirzi, noteikti ir praksē īstenojams ar jūsu piekrišanu. Un es vēlos uh, Eh, turpināt Nībleres kundas un Markeša kunga sacīto. Ambīcijas tas ir labi, bet ir svarīgi uh, to visu godprātīgi īstenot. Un tas izskanēja arī daudzos citos komentāros. Aicinu ikvienu ļoti nopietni izturēties pret eh, šo ikdienas darbu, kas nepieciešams, lai šīs ieceres realizētos. Kelleres kundze. Jūs ļoti tā emocionāli uh, atcaucāties uz vakardienas notikumiem un vakardienas sarunu. Uh, nu, tik tiešām šī, šī atvadīšanās no mūsu britu draugiem vēl joprojām ir, ir mums, mums apziņā, mums, mums sirdī. Mēs joprojām esam tādā aizkustinājumā, un tagad ir jautājums, ko darīt? Nu, pilnīgi noteikti eh, mums ir jā, nepagurstoši jāstrādā, lai veidotu eh, jauno Eiropu vēl labāku, vēl tuvāku tās pilsoņiem, un šai ziņā aicinu eh, uz kopīgu darbu. Un šī darba programma ir viens no pirmajiem lielajiem soļiem šogad, ko speram. Nākamā kolēģe pasvītroja tos izaicinājumus kas saistās ar minimālās algas priekšlikumu. Ko mēs piedāvāsim? Mēs piedāvāsim satvaru, rāmi minimālās valgas, algas noteikšanai. Un, protams, protams, to uh, plaši un, un dziļi apspriedīsim ar sociālajiem partneriem, ar dalību valstīm. Šeit ir jautājums arī par kolektīvās līgumas slēgšanas praksi dalību valstīs. Uh, jo mērķis ir skaidrs. Eiropieši, Eiropas pilsoņi ir pelnījuši godīgu darba samaksu, uh, vien līdzīgu darba samaksu, bet tad ir jautājums par to, kā to panākt. Uh, pārkāpuma procedūru, ko esam ierosinājuši pret Austriju, šobrīd uh, pētām un iepazīstamies ar lietas apstākļiem. Drīz uh, izsniegsim savu, aps, uh, savu apsvērumu rakstu Austrijai un uh, tad jau raudzīsim, kā šīs domstarpības risināt. Obrī kundze izteicās par oglekļa šo te pielāgošanās mehānismu. Uh, man atbilde, tas jau tagad ir ieplānots uh, iedarbināšanai jau nākamgad. 21. gadā. Tas būs diezgan tāds pamatīgs, apjomīgs process, mm, Un šeit būs noteikti ļoti aktīvas eh, diskusijas starptautiski. Es jau tagad nojaušu, eh, ka tādas valstis kā Ķīna, piemēram, kuru ambīcija līmenis nevienmēr ir tik augsts kā mūsējais, būs eh, spiestas izdarīt kādu gājienu, kaut kā reaģēt, lai Mm. Un tad arī citas lielās pasaules tautsēmniecības eh, būs motivētas eh, mazināt oglekļa komponentu un klātbūtni savā eh, darbībā. Daudzi iestājās par tiesiskuma lielo nozīmi, un es jums pilnībā piekrītu. Ir absolūti uh, Eh, pamatoti tas, ka šī, šis komisijas eh, sastāvs eh, par to arī ieta, ies, iestāsies. Desūteres kundze, vēlos jums apliecināt. Komisija pilnā mērā respektējot pamatiesību hartu vērsīsies arī pie, eh, pie visu jauno un aktuālo jautājumu aplūkošanas, vai tas būtu mākslīgais intelekts vai seju atpazīšanas tehnoloģijas. Uh, Eh, citi kolēģi, eh, paldies jums eh, par konstruktīviem priekšlikumiem, jā, par dažādām negatīvām parādībām mūsu sabiedrībā, antisemītisms, vakardienas šīs cienījamās kundas uzruna mums, mums to ļoti tā skaudri atgādināja, cik būtiski ir iestāties arī par šādām vērtībām. Garikānā kungs, jūs veltījāt pāris vārdus mūsu darba programmai Jūs norādījāt, ka izstājoties apvienotai karalistei, arī Britu universitātes izstāsies no Eiropas izglītības telpas. Nu, mēs raugāmies, kā nepazaudēt labos lieliskos kontaktus ar Britu draugiem caur Erasmus, caur pētniecības programmām. Mūsu mērķis ir uh, strādāt, lai Eiropas izglītības telpa kļūtu par realitāti laikā līdz 25. gadam, un šai ziņā nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem jau šogad. Hajeres kundze, eh, vēlos jums apliecināt, ka ietekmes izvērtējumi mums ir ļoti nozīmīgi. Es pats personīgi par to atbildu. Eh, nevienu būtisku likumdošanas priekšlikumu mēs ne, eh, nepiedāvājam bez ietekmes izvērtējuma. Tikai tā ir iespējams nonākt pie īstajiem argumentiem, pie īstajām atziņām un garantēt to, ka mēs strādājam atbilstoši tiem augstajiem principiem, kas ir noteikti starp institūciju uh, sadarbības nolikumā. Pilnīgi noteikti dalīsimies informācijā arī ietekmes uh, novērtējumā ar jums. Ja runājam par nabadzību, ko minēja vairāki kolēģi, To risināsim caur sociālo ceļa kārti, domājot par eh, minimālās algas šo te satvaru. Strādāsim ar eh, šo te Eiropas bērnu garantijas eh, mehānismu un ar jūsu iesaist, ar jūsu atbalstu mums. Uh, cerams, izdosies uh, Eiropā aizsākt tādu atjaunotnes vilni, uh, kas eh, būs īpaši vērsts eh, uz, uz, uz, uz eh, sociālo māj, mājokļu politikas uzlabošanu, uz šo mājokļu fizisku atjaunošanu, domājot par to, kā samazināt trūcīgajiem pilsoņiem rēķinus par apkuri, ūdeni, siltumu. Belkas kungs, mēs ļoti nopietni izturamies pret nodokļu nemaksāšanu un nodokļu apiešanu. Šeit cieši sadarbojamies ar OECD partneriem. Uh, Un ja tiks panākts kāds darījums, kāda vienošanās OECD līmenī, tad mēs noteikti darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai to godprātīgi izpildītu. Tajā pat laikā vēlos jums apliecināt, ka nesot šādai vienprātībai uh, šī gada laikā Eiropas Savienība rīkosies vienpersoniski. Mums nav citas izvēles, nav citu iespējamo scenāriju. Mēs nevaram bezgalīgi gaidīt, kad uh, kāds cits uh, beidzot kaut ko izlems mūsu vietā. Un priekšsēdētājs kundze, laika manā rīcībā vairs nav daudz, bet Frizenes kundzei vēlos eh, pateikt, eh, ka noteikti eh, konsultēsimies ar sociālajiem partneriem, respektējot visas sociālā dialoga prerogatīvas, tādējādi iegūstot vislabāko iespējamo rezultātu. Par paplašināšanos es domāju, esam runājuši ļoti skaidru valodu, ka šeit tiks piedāvāta jauna, jauna metodoloģija, to Eh, sacījām nesen eh, Zagrebā notikušajā pasākumā, ko, ko rīkoja Horvātijas prezidentūra par to, ka vēlamies piešķilt jaunu dzirksti paplašināšanās procesam. Uh, Eiro integrācijas ceļš Ziemeļmaķedonijai un Albānijai ir, ir, ir neatgriezenisks. Uh, pārējais uh, fonds un DSF, uh, ko minēja Bonafē kundze, uh, vēl vairāki kolēģi. Uh, Vēlos apliecināt, ka šeit mēs runājam par 7,5 miljārdiem uh, šajā pārējas, uh, taisnīgas pārējas fondā. Tā ir iespaidīga nauda, bet uh, tas ir līdz, līdzās finansējums, papildu finansējums tam, ko paredzēs daudzgadu finanšu schēma. Un šeit komisija ir gatava cīkstēties ar, ar padomi, iestāties par, par mūsu vienojošām vērtībām un principiem. Un tad jau tālāk tas būs mūsu pienākums raudzīties, lai šīs taisnīgās pārējas eh, līdzakļu izlietojums būtu adekvāts, pamatots, vai te būtu runa par atlaisto ogļraču dzīves atvieglošanu, par jaunām darba vietām, tā lai neviens netiktu atstāts viens, ne pilsonis, ne bezdarbnieks, ne pilsēta, ne reģions. Un šai ziņā ehm, noteikti eh, pieņemu zināšanai eh, tos, kas iestājās par tiešām ambiciozu daudzgadu finanšu schēmu. Daudzi no jums, kolēģi, norādījāt, cik svarīga eh, ir laba, efektīva daudzgadu finanšu perspektīva. Kā zināt, eh, ir iecerēts ārkārtas eh, samits, kur tieši par šiem jautājumiem tiks runāts par DSF. Un tāpēc aicinu eh, arī jūs uzrunāt savu valstu un valdību vadītājus, atgādinot viņiem, ka jau ir vēls laiks, jau ir pārtērēts un ir pēdējais brīdis rīkoties. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, Eh, tagad ir laiks struktūrētajiem dialogiem eh, Eiropas parlamenta komitejās, eh, ko ar nepacietību gaidu, paļaujoties uz efektīvu sadarbību. Nu, no Melo ir lūdzas iespēja izteikties lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Vi, Eiropas komisijas viceprezidenta kungs, manuprāt, jūs piemirsāt divas atbildes sniegt. Uh, uz maniem jautājumiem. Viens bija par enerģijas starpsavienojumiem gāzei no Iberijas pussalas. Un es ļoti labprāt uzklausītu atbildu šo jautājumu. Nu, var jau būt, ka vienkārši piemirsās, bet es priecātos, ja jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Prieksēdētājs. Esmu pārliecināts, ka komisija noteikti ar prieku atbildēs uz šiem jautājumiem. Atbildētu Bet labi, uzklausījām noslēgumā komentārus no komisijas vicepriekšsādātāja. Tas nozīmē, ka esam pabeiguši savas debats un pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. Komisijas paziņojums par uh, komisijas reakciju uz Spānijas plūdu sekām. Aicinu kolēģus izteikties um, kodolīgi, lai mēs laicīgi nonāktu pie balsošanas. Uzreiz dodu vārdu komisijas vietas vicepriekšsēdētāju kungam Šefkoviču kungam. Lūdzu, paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Arī, manuprāt, šis jautājums, par kuru tagad runāsim, ir skaidra liecība tam, ka klimata pārmaiņas ir īstas, reālas un tās uh, ietekme reizēm ir pārmēr šokējoša. Šāda laika apstākļi un da dabas katastrofas notiek aizvien biežāk un uh, intensīvāk. Sausuma periodi vairs nav tikai uh, vidusjūrā, tropiskās vētras nonāk pat īrijā, un uh, smagas lietavas un plūdi notiek visā Eiropā. Šī plūdu katastrofa saistībā ar uh, vētru gloriju ir vēl viens piemērs. Mēs uh, domās um, piedomājam pie Spānijas iedzīvotājiem, kas cietuši, jo īpaši gribētu izteikt līdzjūtību visiem, kas zaudēja savus mīļos. Eiropa ir kopā ar Spānijas iedzīvotājiem. Mums ir instruments, kā sniegt atbalstu gadījumos, kad ir notikušas nopietnas dabas katastrofas. Eiropas solidaritātes fonds uh, palīdz iedzīvotājiem, mēģinot uh, atjaunot būtisko infrastruktūru. Es atvainojos, šķiet, esot problēma ar spāņu tulkojumu. Vai darbojas? It Šķiet, ka viss darbojas. Labi, lūdzu, turpiniet. Tādēļ, ja drīkst, sākšu ar to punktu, kas ir īpaši svarīgs mūsu Spānijas kolēģiem. Tas sāks ar teikumu Eiropa ir kopā ar Spānijas iedzīvotājiem. Mums ir instruments sniegt atbalstu gadījumos, kad ir notikušas nopietnas dabas katastrofas. Eiropas solidaritātes fonds palīdz iedzīvotājiem atjaunot būtisko infrastruktūru, uh, satīrīt vidi un nodrošināt kultūras mantojuma aizsardzību. Bet solidaritātes fonds nav ārkārtas instruments un ir zināms nepieciešams laiks, lai to mobilizētu. Eiropas parlaments un padome viņiem ir jāapstiprina šī fonda aktivizācija un budžeta resursi brīdī, kad komisija ir izvērtējusi uh, pieteikumus iesniegt no dalībvalsts puses. Uh, reaģi, eh, tad, tik līdz eh, pirmā reakcija ir notikusi, tad eh, Spānijas iestādēm ir jāizvērtē, vai ir sasniegts attiecīgais slieksnis pusotras procents no reģionālā IKP zaudējumos. Tas ir priekšnosacījums, lai būtiski varētu pieteikties, tātad veiksmīgi varētu pieteikties saņemt atbalstu no solidaritātes fonda. Spānija ļoti labi pārzina visas procedūras, bet, protams, ka komisijas dienesti ir gatavi sniegt atbalstu un jums palīdzēt. Šobrīd vērtējam iepriekš Spānijas iesniegtu pieteikumu, ko saņēmām novembrī, kur ir uh, Valencijas, Mursijas, Lamanšas, Andalūzijas uh, reģionu iesniegumi saistībā ar tādiem uh, smagiem, lai, sliktiem laikapstākļiem pagājušā gada septembrī. Spānija ir sniegusi jaunāko informāciju par šiem notikumiem šonedēļ, un avansa maksājums 4,7 5,7 miljonu apmērā jau ir apstiprināts un ceļā. Nākotnē zinām, ka mums jābūt gataviem rīkoties aktīvāk un darīt vairāk. Notikumi Spānijā, diemžēl, ir tikai priekštecis uh, tālākajiem notikumiem klimata pārmaiņām, ja ejot uz priekšu šis uh, instruments ir aktīvi izmantots, bet mums jābūt proaktīviem. Komisija tādēļ pēdējo gadu laikā īpašu uzmanību pievērš profilaksei, klimata adaptācijai un riska pārvaldības pasākumiem. Satiec uz kohēzijas politiku, katastrofām, katastrofu gadījumos šis atbalsts ir būtiski nepieciešams, jo reģionālas vietējās pašvaldības ir pirmās, kam jā, jārēģē, tas ļauj izvairīties no tālākiem zaudējumiem nākotnē un tas nodrošina arī ilgspējīgu attīstību. Šajā periodā, 2014. līdz 2020. gadam, kohēzijas politika ir investējusi gandrīz 8 miljonus klimata pārmaiņu adaptācijā un riska novēršanā. Te ir plašs atbalsta pasākumu klāsts. Uh, um, primāri šeit jārunā par uh, plūdiem, uh, krasta noārdīšanos, ugunsgrēkiem un sausuma periodiem. Uh, agrī, ir nepieciešama agrīna brīdinājuma sistēma, jāizstrādā stratēģijas, vadlīnijas, sabiedrība jāinformē, zaļā in, uh, infrastruktūra aizsardzībai no plūdiem, ilgspējīga mežu pārvaldība un tā tālāk. Un šajā periodā redzam, ka liels uzsvers ir arī uz zaļo infrastruktūru, lai tiktu galā ar plūdu radītajām uh, teritorijām un zaļajām zonām. Komisija aicina ko, uh, dalību valsts uh, izveidot nacionālos riska izvērtējumus, kas ir būtisks svarīgs instruments, lai cīnītos ar plūdu radītājiem radītajām sekām. Paralēli profilaksē mēs runājam arī par aprīkojumu, infrastruktūru, gatavību šādām situācijām un civilu aizsardzības vienību apmācību. Eiropa atbalsta agrīnās brīdināšanas un informācijas sistēmu Eiropā, sensorus, satelītus, izmantojot uh, Šī sistēma dod mums uh, agrīnu informāciju, brīdinot mūs par gaidāmajiem laikapstākļiem un uh, norādot uz plūdu iespējamību. Šādas sistēmas ļauj rīkoties ārkārtas situācijā, kopienai apmainīties un iegūt uh, uzticamu informāciju, būt gataviem reaģēt un labāk koordinēt savus atbildes reakcijas pasākums. Un mēs piedāvājam kohēzijas programmās arī elastību. Uh, Programmu grozījumus var piedāvāt un ātri par tiem var vienoties, novirzot resursus uz tām jomām, kurām tas nepieciešams visvairāk. Tādēļ, ja ir kas jāgroza, mēs vēl aizvien to varam paveikt arī šajā finansējuma periodā. Komisijas priekšlikums komehi, kohēzijas politikai pēc 20. gada ir saistīts ar klimata pielāgošanas pasākumiem un ārkārtas situāciju novēršanu. Gatavības pasākumi ir saistīti ar infrastruktūru, aprīkojuma nolikt sliktavām, agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidi un apmācību uh, civilās aizsardzības vienībām, ja vien tas nepieciešams, ja šie pasākumi būtu īstenojami pārobežu kontekstā. Paldies, priekšsēdētāji! Presidente, muito obrigado pela sua intervenção. Priekšsēdētāji, paldies par jūsu piezīmēm. Tagad būs uh, kolēģi, eh, kas runās eh, politisko grupu vārdā, mums ir atskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru sākt savu runu nepieminot visas tās personas, kas ir zaudējušas eh, dzīvību šajos plūdos vai zaudējušas kādu tuvinieku. Jūs mūsu alaži esat atbalstījuši, ņemot vērā Glorija un Dana viesuļvētru briesmīgās sekas mēs lūdzam atbalstu un palīdzību, tika izpostīti dārzi, tīrumi, lauki, ir radīts milzīgs materiālais un ekonomiskais zaudējums un arī trešais lielākais rīsa ražošanas uzņēmums Spānijā ir cietis milzīgus zaudējumus. Ir zaudēta raža aptuveni 10 miljonu uh, eiro apmērā. Arī Baleāru salas ir smagi cietušas Mursija, Kastīlija, Lamanča, Galīcija. Uh, un uh, Spāņi patiešām uh, vēlas ātru uh, reakciju no savas valdības. Mēs uh, pieprasām, lai uh, tie reģioni, kas ir cietuši visvairāk, varētu izmantot Eiropas solidaritātes fonda līdzekļus, lai arī uh, pašvaldības uzņemtos savu atbildību. Mēs nevaram patiešām pieļaut, eh, ka tas turpinās. Ir jādomā arī par labāku resursu piešķiršanu nākamajai um, eh, KLP jādomā arī par labu zaļā kursa īstenošanu, kas ļaus mums eh, sev pasargāt no klimata seku smagajām pārmaiņām. Jādomā, kā labāk izvairīties preventīvi rīkoties šādu meteoroloģisku katastrofu gadījumā. Un uh, tie, kas ir cietuši zaudējumus, nevar gaidīt uh, ne ilgāk par dienu. Mēs nevaram viņus atstāt likteņu varā. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies meistri Martāna de Magrofkundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka jaunā sasaukuma laikā šī jau ir trešā katastrofa, par kuru mēs apspriežamies, un noteikti ne pēdējā. Klimata pārmaiņas ir kļuvušas par realitāti, to neviens nevar noliegt. Tas, kas ir skāris Spāniju, ir. Uh, ļoti smags notikums apmēram Pusmiljons eh, cilvēku Eiropas Savienībā eh, saskars ar augstu risku dabas katastrofu gadījumā, Eh, ar reģionos, eh, kas ir eh, arī piekrastē, un tur var plūdi, viesuļvērtas radīt patiešām milzīgas katastrofas. Mums beidzot ir jāsāk tas uztvert nopietni. Valdībai arī ir jāievieš visi nepieciešamie pasākumi, lai varētu izvairīties no šādām katastrofām un lai varētu nepieciešamības gadījumā ātrāk tikt galā ar to sekām. Nu, šajā brīdī Spānija ir vissmagāk cietusi, bet tas var notikt jebkurā citā Eiropas Savienības dalību valstī, un tad jūs būsiet mūsu jūsu vietā. Jā, ir, protams, lietas, ko mēs nevaram vairāk padarīt nebijušas. Mēs nevaram vairs atgriezt uh, uh, pie dzīvības tos, kas ir uh, zaudējuši savas dzīvības, bet mēs varam pēc iespējas labāk palīdzēt tiem, kas ir uh, palikuši, kas ir cietuši milzīgus zaudējumus un ir jāpadomā, lai fonda līdzekļus varētu izmantot elastīgākā veidā. Paldies! Un tagad Suzana Solisa Pērese lūdzu uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Glorija ļoti smagi uh, skāra Spāniju 40 bojā gājušie, ļoti daudz ievainotie pazuduši bez vēsts. Balēāru salas, Mursija, Aragona, Galīcija uh, tika ļoti smagi skārti visi šie reģioni. Vairāku miljonu uh, apmērā ir rēķināmi šie zaudējumi, infrastruktūras, ielas, uh, pludmales ir izpostītas. Un, uh, neaizmirsīsim, ka uh, eh, Viesur vētras kāra arī ļoti uh, smagi lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir ļoti būtisks tautsaimniecības uh, eh, rūpals. Arī komisijai vajadzētu rīkoties pēc iespējas produktīvāk. Pirmām kārtām padomāsim par Eiropas solidaritātes fondu ir jāizmanto tā līdzekļi, bet šādu fenomenu skaits tikai pieaugs, tādēļ solidaritātes fonds ir jāpapildina. Otram kārtām ir jāvienkāršo, jāuzlabo procedūras, tām nevajadzētu būt uh, administratīvi tik piņķerīgām. Spānijā lauksaimnieki joprojām gaida palīdzību. Trešām kārtām prevencija pilnīgi visos līmeņos, lai varētu izvairīties no šādām dabas katastrofām, domājot par klimata pārmaiņu sekām, jāglāb pirmām kārtām cilvēku dzīvības ir jādomā par Eiropas Savienības eh, vērtību, un viena no tām ir solidaritāte. Tagad tā ir nepieciešama visvairāk. Paldies! Viena minūte Rība Iginerkundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājuši nedēļa Eh, vētra Glorija eh, radīja milzīgas eh, zaudējumus Spānijā, vairāk par 13 cilvēkiem zaudēja dzīvību, un jāsaka, ka šī vētra ir radījusi tādus materiālus un citas dabas zaudējumus Spānijai, kādus līdz šim vēl nesam pieredzējuši. Tika uh, izpostīti daudz piekrastes reģioni, plūdmales, uh, ebras upes deltā un uh, citvieta, un pirmās aplēses mums liecina, ka tikai Barcelonā vien zaudējumi ir sasnieguši 74 miljonus eiro. Mums ir jārīkojas patiešām ātri. Mēs lūdzam, lai eh, tiktu ieviesti sekojoši pasākumi. Pirmām kārtām e Eiropas reģionālas attīstības fonda līdzekļi ir nekavējoties jāmobilizē, lai varētu tik galā ar radītajiem zaudējumiem. Otrām kārtām Eiropas solidaritātes fonds un trešām kārtām ir jābūt īpašam rīcības plānam paredzētam tiem reģioniem, kas atrodas pie vidusjūras krastiem un m, mm, kur ir lielu upju deltas. Un jāpieprasa, lai tiktu īstenots plāns, ko vakardien uh, pieņēma uh, Katalonijas valdība. Paldies! Drejosto kungs lūdzu uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju paust mūsu solidaritāti un kolēģiem no Spānijas, kas piedzīvoja šos briesmīgos plūdus. Esmu uh, referents mūsu politiskās grupas vārdā. Ja runājam par civilās aizsardzības mehānismu, pirmām kārtām ir jābūt prevencijai. Tā ir. Uh, akūta nepieciešamība, ir jābūt inovatīvām stratēģijām un arī ilgtermiņa stratēģijām. Uh, prevencija ir galvenā prioritāte, lai varētu samazināt eh, milzīgos zaudējumus gan cilvēku dzīvību veidā, gan arī materiālā veidā. Ir jāpiesaista vairāk brīvprātīgo, eh, kas darbotos civilās aizsardzības jomā. Es gribu pateikties visiem brīvprātīgiem, kas katru dienu riskē ar savu dzīvību, eh, pašaizliedzīgi glābjot cilvēkus katastrofas kartajos reģionos. Paldies! Paldies! Esam beiguši uh, brīvā mikrofona uh, pieteikšanās procedūru un tagad došu vārdu Vila Neva Ruīz kundzei. Paldies! Uh, Vētra Glorija ļoti smagi skāra Andalūziju, Baleārus, Mursiju, Valensiju. Visas šīs teritorijas cieta vissmagāk. Mēs uh, skumstam par 14 bojā gājušajiem un vēl lielāku skaitu ievainoto uh, cilvēku. Tika uh, iznīcināti veikali, veselas infrastruktūras, um, apdzīvotas vietas un uh, patiešām uh, ir jābūt arī labākai plānošanai, infrastruktūrai, un mums ir jārīkojas preventīvi. Uh, 1919. gadā Andalūzijā bija milzīgi plūdi arī Basku zemē Andalūzijā, un tagad eh, ir radīti uh, miljoniem augsti zaudējumi. Mēs pieprasām solidaritātes fonda atbalstu uh, visiem, kas ir cietuši šajā katastrofā. Otrām kārtām ir jābūt vienkāršākiem fonda izmantošanas kritērijiem. Trešām kārtām pieminēsim klimata pārmaiņas. Ir jābūt jābūt arī labākiem pasākumiem, jāvēršās pret uh, korupciju, tad, kad notiek konkursa procedūras piešķirot uh, koncesijas urbānās vides uzlabošanai. Paldies! Paldies! Tagad Antonio Komina Oliveres kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Katalonijas un Valencijas piekrastes reģioni cieta ļoti smagi. Tos um, postīja šī vētra, ko paradoxālā veidā sauc par gloriju. Arī Mursijas un Aragonas reģioni um, cieta ārkārtīgi smagi, un, protams, klimata pārmaiņas noteikti ir galvenais cēlonis šai vētrai, bet Ebru reģionā sekas bija īpaši smagas, jo tur bija šī upes delta. Uh, Spānija ūdens direktīvu nav īstenojusi pilnīgi labi, un ir noteikts, ka dažādas nogulsnes, ka upe ir jātīra no nogulsnēm, tās ietekā, uh, lai nerastos uh, šādi nogulsnējums, sablīvējumi, kas var uh, radīt arī plūdus un likt upei pārplūst. 14 cilvēki ir gājuši bojā, 15 tūkstoši hektāru Heronā ir um, izpostīti uh, liela teritorija. Ko komisija darīs, lai mēs varētu atkal um, atjaunot uh, Spāniju pēc? Paldies! Tagad Stefans Gonzāles Pāns lūdzu. Paldies! priekšsēdētāji, jūs galīgi nevarat stādīties priekšā, ko mēs esam piedzīvojuši. Vieni plūdi jau ir katastrofa, bet divi uh, plūdu gadījumi uh, neilgā laikā ir milzīga katastrofa. Septembrī uh, Valencijā piedzīvojām milzīgus zaudējumus. Uh, lauksaimniecībā vien esam zaudējuši 62 miljonus eiro. Uh, tika izpostītas ielas, tilti un daudzi cilvēki gāja bojā. Un Solidaritātes fonda līdzekļi vēl nav piešķirti, lai tiktu galā ar to plūdu sakiem, kas notika septembrī. Mums ir uh, jātīra upju dībēni no nogulsnējumiem, mums ir uh, jātīra arī visi šie dambji un aizsprosti, jāatjauno tie. Es gribēju teikt, ka zaudē, no šiem zaudējumiem būtu bijis iespējams izvairīties. Mums ir nepieciešams īpašs plāns Valencijai, un tas ir, um, tā ir patiešām unikāla teritorija. Ja runājam par zaļā kursa uh, līdzekļiem, ir jādomā par preventīviem pasākumiem, par to, ka uh, katastrofas notiek aizvien biežāk, un manam reģionam, kas tik smagi ir cietis uh, šo vētru rezultātā, ir jāpalīdz pēc iespējas uh, ātrāk. Paldies! Paldies! Es gribētu gribētu uh, kolēģis lūgt uh, ievērot uh, runāšanas laiku, cieniet arī citus kolēģus. Tagad Rodrīgas Piņēro kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. 14 cilvēki ir zaudējuši dzīvību Otro reizi četru mēnešu laikā tiek iznīcināti, apludināti e, mūsu lauki, tīrumi, meži, pludmales. Un tās ir klimata pārmaiņa tiešas sekas, it sevišķi manā vēlēšana apgabalā Valencijā piekrastē e, ir bijuši milzīgi zaudējumi un postījumi. Komisijai ir jānostājas pilsoņu pusē, jāsadarbojas ar Spānijas iestādēm un beidzot ir jāsniedz nepieciešamā palīdzība, kas ir paredzēta fonda noteikumos. Un, protams, ir jādomā par līdzekļu asignāciju arī ilgtermiņā, lai varētu domāt jau par nākamajām katastrofām, jo klimata pārmaiņas mūs skars aizvien smagāk un smagāk. Komisijai ir jāizstrādā stratēģija klimatam, it sevišķi vidus vidusjūras reģionam. Un Valencija, Ebru delta. Mums ir kaut kas jādara. Tās ir ārkārtīgi vērtīgas ekosistēmas, kas ir jāaizsargā. Tur ir ļoti bagātīgi resursi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka vēl kāds ietu bojā. To no nu mums sagaida pilsoņi. Bravo! Colleagues again. Again, I... Kolēģi, es aicinu jūs cienīt runātājus. Silence, please. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Pēdējais runātājs manā sarakstā ir Jeripos Pišels. Viena minūte. Have... Godātie kolēģi, es aicinu jūs ievērot klusumu, lai varētu noslēgt debates, jo pretējā gadījumā balsošanu nāksies atlikt uz vēlāku laiku. Vārds kolēģim ir pospišilam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! centīšos izteikties īsi. Vēlos paust atbalstu un solidaritāti Spānijas tautai. Komisijai ir pēc iespējas jāsniedz uh, ātri palīdzība. Arī manā republikā, Čehijas republikā, ir uh, pozitīva pieredze attiecībā uz solidaritātes fondu vienīgā negatīvā pūste bija tā, ka procedūra prasīja ilgu laiku, tādēļ aicinām komisiju rīkoties pēc iespējas ātri. Solidaritātes fonds ir lieliska lieta, bet jāgaida dažkārt pusgads, lai reāli saņemtu naudu, un tā ir ilga kavēšanās. Es domāju, ka mums vajadzētu pamatos reformēt uh, solidaritātes fondu. Eh, klimata pārmaiņas prasīs eh, piešķirt eh, vairāk atbalsta līdzekļus skartajām dalību valstīm, un mums ir jāizveido tāds mehānisms, kas palīdz uh, reaģēt uh, ātrāk un elastīgāk tagad vairāki mēneši nepieciešami, lai izskatītu pieteikumu un pēc tam, lai padome un parlaments uh, vēl pieņemtu lēmumu. Arī ir vajadzīgs laiks un dažkārt paiet gads, līdz līdzekļi tiek saņemti un tādēļ vajadzētu rīkoties efektīvāk un saīsināt uh, gaidīšanas termiņus. Paldies, uh, kolēģi! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Tagad vārds uh, Rozai Steras Feragutai. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Lorija, šī vētra uh, ir smagi skārusi pagājuši nedēļu Spāniju, it īpaši vidusjūras piekrasti, Baleāru salās, jū, viļņu augstums sasniedz 14 metrus. Uh, tika slēgtas ostas Spānijā un Baleāru salās. E, ir arī bojā gājušie, daudzi pazuduši bez vēsts, un arī manu reģionu šī vētra ir smagi skārusi, un e, tam visam ir ļoti nopietna gan uh, ekonomiskā ietekme, gan ietekme uz cilvēkiem. Um, Īpaši smagi cietušas ir pašvaldības Baleāru salās. Es aicinu uh, piešķirt atbalstu no solidaritātes fonda. Iepriekšējā sasaukumā mēs pieņēmām lēmumu aicinot samazināt administratīvos uh, šķēršļus un slogus, un mums tiešām ir šobrīd vēl vairāk kā jebkad nepieciešama Eiropas solidaritāte. Paldies! Es uh, vēlos uh, noslēgt tātad uh, brīvā mikrofona procedūru. Vārds nākamam kolēģim. No va. Está rojo. Micro. Micro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Roho. Šķiet, ka mikrofons nedarbojas. You, Jums darbojas mikrofons, saka priekšsēdētājs. Jā, mikrofons šobrīd darbojas. Paldies, priekšsēdētāji. Vētra glorija ir jāuzskata par uh, trauksmes zvanu. Uh, mums ir jārīkojas uh, klimata pārmaiņas, uh, smagi skar vidus jūras reģionu. Pirms pāris mēnešiem Majorkas salu arī smagi skāra vētra, un pagājušā gada oktobrī bija vētra Dana, un tagad ir Glorija, kas ir uh, novedusi pie 14 cilvēku bojāgā, bojājas, ir uh, skarta Valencija, Baleāru salas, un eh, visvairāk cietušiem reģioniem ir nepieciešama palīdzība ne tikai, lai likvidētu postījumus, bet arī, lai pielāgotos jaunajai realitātei. Ir nepieciešams mehānisms, kas ļauj ātri piešķirt palīdzību skartajiem eh, reģioniem. Ir cietuši ne tikai cilvēki, ir nodarīti materiāli zaudējumi, bet ir arī traucēta pārtikas piegāde šiem reģioniem reģioniem, un uh, ir jāpaturprātā, ka salas jau tā atrodas uh, sarežģītākā situācijā. Paldies! Kolēģis! Kolēģi, es piedalos šajās pēdējās debatēs, kā apvienotās karalistas deputāte, šīs debatas par savienības solidaritāti, palīdzot vētras skartajai Spānijai. Es gribu izteikt līdzjūtību un atbalstu visiem cietušajiem. Mums visiem ir zināms, ka klimata pārmaiņu dēļ dabas katastrofas kļūst biežākas un smagākas. Un es arī esmu cīnījusies par to, lai Eiropas Savienība aktīvāk un straujāk rīkotos cīņā pret klimata pārmaiņām. Tagad viesu galerijā sēž 28 jaunieši no rietumu Midlendas, un viņi arī iestājas par to, ka mums ir jārīkojas ātrāk ātrāk un aktīvāk, lai novērstu klimatu un ekoloģisko krīzi. Lai arī es vairs nebūšu šī parlamenta deputāta Brexita dēļ, es atgriezīšos apvienotā karalistē un cīnīšos savā valstī pret klimata pārmaiņām. Arī Eiropas Savienībai jārīkojas aktīvāk un pateicoties solidaritātei šī savienība kļūst ar vien eh, spēcīgāka un mums jādomā arī par globālo solidaritāti. Mums jāstrādā visiem visiem kopā. Paldies! Muito obrigado. Última intervenção. Paldies. Pēdējais runātājs Agilārs Bacālī. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos paust uh, solidaritāti ar visiem, kas cietuši uh, vētrā Glorija. Uh, šī vētra ir smagi skārusi manas valsts uh, piekrasti, ir uh, bojā gājušie nodarīti lieli materiālie zaudējumi, tīpaši lauksaimniecībā kā jau kolēģi teica, iepriekš vētra Dāna arī nodarīja milzīgus zaudējumus lauksaimniecībai, un, diemžēl, lauksaimnieki joprojām nav saņēmuši solīto palīdzību, un tagad vētra Glorija ir nodarījusi vēl papildus zaudējumus Uh, lauksaimniekiem, kuri uh, audzē citrus augļus, uh, lopkopiem un citiem. Un ir ļoti svarīgi izrādīt solidaritāti. Komisija ir solījusi rīkoties, bet mums ir jārīkojas ātri un efektīvi. Ir trīs instrumenti - KLP, solidaritātes fonds un struktūra fondi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Debašu noslēgumā vārds komisāram Šefčovičam. Please, let... Lūdzu, kolēģi, ievērot klusumu. Paldies, saka Šefčovičs kungs, paldies priekšsēdētāji. Ar prieku atbildēšu uz ļoti uh, emocionālajā mūsu uh, deputāta runā, bet īpaši uh, aktīvi uzstājās Spānijas pārstāvji, ja šī uh, vētrā ir nodarījusi milzīgus postījumus, un tā ir katastrofa, kas vēlreiz parāda, ka mēs nedrīkstam ilgāk ignorēt klimata pārmaiņas, ir tiešām ārkārtas situācija klimata jomā, un es piekrītu uh, deputātu teiktajam, ka jārīkojas ātri, pietiekami elastīgi un efektīvi. Godātie deputāti varu apliecināt, ka jaunā komisija ir uh, iekļāvusi savā darba programmā uh, šo mērķi. Pie tā mēs strādāsim tuvāko gadu laikā. Es ļoti labi saprotu uh, eh, Astrimā Delamāro kundzes teikto par to, ka eh, šīs katastrofas apmēri ir tik lieli, ka tas ir milzīgs skaitējums vietējā ekonomikai un sekas ir tiešām dramatiskas. Pateicos Gosāles Pons kungam par to, ka viņš ļoti Eh, labi atainoja, kāda ir reālā situācija, ka vesela dabas katastrofu sērija ir skārus šos reģionus. Eh, komisija ir apņēmības pilna sniegt palīdzību Spānijai un citām dalību valstīm, ja tās eh, skartu dabas katastrofas, un tas ir ļoti varbūtēji. Es arī gribu norādīt, ka mums visiem jārīkojas daudz ātrāk. Kā jūs zinat, jūsu pieņemtie noteikumi prasa pēc iespējas ātrāk uh, izskatīt uh, šo pieteikumu uh, pēc palīdzības, un komisija, es varu teikt, nekavēsies nevienu dienu. Tiklīdz saņemsim pieteikumu, rīkosimies ātri, bet, diemžēl, līdzekļu piešķiršana prasa laiku, jo par to jālem gan Eiropas parlamentam, gan padomē. Tādēļ mēs esam piešķīruši uh, avansa maksājumus uh, Dana uh, nodarīto postījumu dēļ. Tagad gaidām pieteikumu no Spānijas uh, valdības, lai varētu piešķirt palīdzību uh, pēc uh, vētras glorija. Jāsaka, ka mūsu rīcībā ir ne tikai solidaritātes fonds, bet arī uh, KLP un struktūra fondus var izmantot, lai mazinātu uh, slogu, ko radījusi dabas katastrofa. Varbūt nākotnē mums vajadzētu diskutēt par to, ko mēs kopīgiem spēkiem varētu darīt, lai vai solidaritātes fonda līdzekļus varētu piešķirt daudz ātrāk un kādus citus instrumentus izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri cietuši dabas katastrofās un uh, šādas situācijas, diemžēl, atkārtosies arvien biežāk, tādēļ, ka ir klimats ārkārtas situācija. Paldies, priekš, saka priekšsēdētājs. Līdz ar uh, šo uzstāšanos uh, debatas ir noslēgušās. Tagad pārējām pie balsošanas. Good morning, kolēģis! Labrīt, kolēģi! Nonākam pie balsošanas. Redzu, ka Džambatskī kungs vēlas izteikties, lūdzu. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Priekšādātāji, paldies. Godātie kolēģi. Esmu pret lēmumu, ko pieņēma priekšādātājs Sasolī par desmito pantu, trešo apakspunktu mūsu reglamentā, kur tiek teikts, ka ka Eiropas parlamenta deputātiem ir jāpieturas pie kārtības plenārsēžu zālē, ka viņi nedrīkst e, turēt nekāda veida plakātus vai zīmes vai nacionālos karogs, bet nacionālajie karogi taču gaugulā nav nekaut kādi e, slogani vai, vai plakāti, nē, tas ir mans nacionālais karogs, es domāju, ka uz nacionālajiem karogiem aizliegums noteikti nedrīkst. Es domāju, ka mm, kolēģiem ir jāspēj parādīt šeit simbols. Nu, nedrīkst, protams, tie būt pretrunīgi, bet es tomēr uzskatu, ka šāda veida dīvains lēmums būtu priekšādātāja konferencē jāceļ. Es savu nacionālo karogu novietošu šeit, savā priekšā, ja kāds to vēlas novākt, tad dariet to ar spēku. Mr. Džambatski. Džambatska kungs, es diskusijas par šo jautājumu šobrīd nesākšu. Gribu vienkārši jūs lūgt uh, uzmanīgi iepazīties ar spēkā esošiem notikumiem, bet īpaši 10. pānta 3. punktu, kur skaidri un gaiši tiek teikts, ka deputātiem netiek atļauts uh, izviet, izvietot savus nacionālos um, karu, um, nekādu veidu plakātus un jāievēro pašcieņa un atbilstīgu uzvedību šeit parlamentā, tāpēc par, arī parlamentu priekšādātājs lūdza noteikums ievērot. Džambatska kungs runāšu ar priekšādātā par šo jautājumu, bet šodien to neapspriedīsim. Intveldes kundze, jūs vēlaties izteikties par uh, reglamentu punktu, lūdzu uzvedaties cienīgi šai telpā, saka priekšādātāji. Thank you, madam. Paldies priekšādātāji. Gribēju tikai lūgt jūsu uzmanību uz pāris mirkļiem, kas arī saistīts ar uz jautājumam, kas arī saistīts ar parlamenta demokrātiju. Tas saistīts arī ar Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, jo aizvakar uzzinājām, ka Nīderlandes deputāts, kas ļoti kritiski mēdz izteikties par e, Krievijas e, valdību un ir viens no Magnitska likuma e, uz priekšu virzītāju, ir pakļauts aizliegumam un viņš nedrīkst ieceļot Krievijā, līdzīgi kā cita deputāta šajā namā. Un es gribētu lūgt pārējos deputātus izturēties solidāri ar šiem vēlētajiem deputātiem un lūgt visiem kopā Borelu, Borelu kungu šo jautājumu ar Krievijas varas iestādēm risināt. Jā, šo vēsti nodošu tālāk priekšādātājiem, Mintvalds kundze. Vēl viens deputāts vēlas atsauties uz. Eh, da, Lagodinska kungs vēlas atsaukties uz darba kārtību, uz, sanojas, uz reglamenta punktu. Jā, 195. punkts, kur tiek runāts par 181. panta pirmā punkta pārkāpumu, ko veicis parlamenta priekšādātājs. Priekšādātāja Eiropas parlamenta priekšādātājs visus mūsu grozījumus par jūri komitejas ziņojumu par nepieļaujamiem. Uh, Kas tad ir nepieļaujams par paziņojumu, kur teikts, ka nacionālo vēlēšanu noteikumi ir jātiek, tie, tiem jātop interpretēm mēs tiesību aktu gaismā? Kas ir nepieļaujams apgalvojumā, ka parlamenta procedūras saskaņā ar šī parlamenta reglamentu būtu jāievēro? Šeit nav nekā nepieļaujama. Priekšādātājs varbūt nepiekrītam sapturiski, bet nav viņa ziņā lemt par saturu. Mūsu ziņā ir lemt par saturu, šī parlamenta vairākuma ziņā ir lemt par šiem jautājumiem. Viss, kas viņam bija jādara, bija jāpieņem lēmums, vai šie grozījumi ir pieņemami vai nē, un šie grozījumi neminēja nekādus tādus vārdus vai ārpus saturiski informāciju, kas būtu tos padarījis par nepieņemamiem. Šis lēmums, manuprāt, ir kārtējais politizēšanas veidu mēģinājums e, attiecībā, piemēram, uz Junkeras kunga situāciju un imunitāti un parlamenta priekšādātājs ir pārkāpis savus pilnvaras, viņš nav nekāds karalis, viņš ir priekšādātājs, mēs šeit esam Eiropas parlamentā un nevis kaut kādā konstitucionālajā monarhijā. Tāpēc mums parlamentam dodiet iespēju par šādiem jautājumiem lemt. Godātie kolēģi, gribu teikt, ka saskaņā ar noteikumiem un tie mums visiem ir jārespektē lēmumu par pieļ, pieļaujamību pieņem Eiropas parlamenta priekšādātājs. Tā ir viņa prerogatīva. Paldies! Pāriem pie balsošanas. Vispirmām kārtām vēlaties atsaukties uz reglamenta punktu. Ja nē, tad tādā gadījumā nerun par nedošu jums vārdu zilo kartiņu jautājumu šajā gadījumā netiek pieņemti. Un tā tad. If, Vai jūs vēlaties atsaukties uz reglamenta punktu? Labi, tad lūdzu jums vārds. Runājot par karogiem, es atvainojos, priekšādātāja runātāja pārtrauc, diskusijas par šo jautājumu nenotiks, nē, tas nebija reglamenta punkts. Vakar šeit bija runā viens pār otru. Priekšādātāja lēmums bija pieņemt, eh, prie, bija rīkoties šādi. Uh, Priekšādātāja turpina, es atvainojos, tas nebija, tā nebija atsauc uz reglamentu punktu. Vai vēl kāds vēlas atsaukties uz reglamentu punktu, lūdzu? Liela paldies! Te runāja par procedurālu punktu šīs partijas delegācija, kas, liel, kas bija lielākā vēlēšanu gaitā un pārstāv vairāk par 5,4 miljonus balsu, kas ir vairāk nekā atsevišķās dalībvalstīs ir iedzīvotāji, ir tikus pilnībā ignorēta. Es atvainojos, jūs nerunājat arī par darba kārt, par reglamentu punktu, jūs šādu atsauci neiztenojat, tāpēc pāriesim pie balsošanas. Parlamenta kalendārs 2020. gada pirmajā pusē esam saņēmuši grozījumus. Un pirmām kārtām otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk pirmais grozījums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk priekšsēdētāja konferences priekšlikums, kas tika izsludināts 16. janvārī, līdz ar to ir apstiprināts grozītā variantā pāriem pie nākamā darba kārtības punkta parlamenta 2022. gada sesiju grafiks. Na, grozījumi nav saņemti, un tāpēc šis priekšlikums tiek apstiprināts bez balsojuma. Tas tika pasludināts 16. janvārī. Līdz ar to balsojums par netingas ziņojumu un pilnvaru pārbaude, pieredzot pie, pie, pa daļām par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas ierosinu pārbaudīt to visu elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. Tālāk, sastais pants, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, apturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, apturas pieņemts. Tālāk L apsvērums, sākotnējais teksts par, pret, atturas. Vēlos pārbaudīt šo lietu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk balsojam gala balsojumā ar personālu balsojumu par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Thank you. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Tālāk pārējiem tinag, pie tināglī ziņojuma. No, she doesn't. She wants it. So, uh, well, there is a request. Lūdzu vārdu kāds deputāts. Nē, nē, tomēr. Rīkneres kundze, lūdzu jums vārds. Three... Vai jūs lūdzu varētu iesniegt mikrofonu 329. vietai Regneras kundzei? Ach oh, Mensch, ey, Leute. Come on. Was ist denn das jetzt hier? Dolomiten unser Tisch. Hier, was Olga, meins geht, ruf sie mal zu dir. Deins mal aus. Hier ist Na, geht doch nicht. <laughs> Yes, does it work? Have you found any? So I'm standing here. Jā, jā, beidzot, beidzot. Un tā tad liels paldies paldies, ka devāt man vārdu. Pirms nākamā balsojuma es gribētu atgādināt, mm, ka mēs balsojam par dzimumu līdztiesību, mums ir jāņem vērā dzimumu līdztiesība, e, un par to pieņemam lēmumu 2019. gadā, un šajā rezolūcijā mēs runājam par to, ka vajadzētu būt dzimumu līdzsvaram arī tajā gadījumā, kad notiek balsojums šādi gan, bet šeit visi kandidāti ir vīrieši. Gribēju jums vienkārši par šo rezolūciju atgādināt. Thank you, so we... Liels paldies! Turpinam ar balsojumu. Pirmais Tinaglī ziņojums - vienotās noregulējuma valdes locekļu iecelšana. Tas ir aizklāts balsojums par Pedro Mačādo. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk otrs tienaglī ziņojums par Hezus Saurīnas iecelšanu. Tas arī ir aizklāts balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Tināglī kundze ziņojums par Jana de Karpentjēra iecelšanu. Arī šis ir aizklāts balsojums. Sākam balsot. No. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk nākamais tināklī ziņojums par Džeriju Krosa iecelšanu. Arī aizklāts balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to pāriem pie nākamā punkta iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 111. panta 3. punktu e, titāna dioksīds. Rezolūcijas priekšlikums no EKR grupas. Rezolūciju balsosim kopumā. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. Ja vēlaties pārbaudīt, varam to darīt, bet rezultāti bija skaidri. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts, kā jau es teicu, pilnīgi skaidri noraidīts. Līdz ar to nolakam pie nākamā balsojuma. Tas ir ziņojums par kopēju lādētāju mobilajām radio iekārtām. A apsvērums, sacīšu balsojums par, pret, atturas, pieņemts. B apsvērums, saku, un es teikšu divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsosim par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta - vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība. Rezolūcijas projekts no EKR grupas. Bal mm, rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to tagad balsosim par rezolūcijas projektu, ko iesnieguši četras politiskās grupas. Pirmam kādam septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Devotees. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais pants, sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt otro daļu? Labi, otrā daļa elektroniski. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk astotais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot the vote is open the vote is beidzam balsot pieņemts pirmais grozījums pa daļām pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot The vote is Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Sa par sākotnējo, sākotnējais teksts atkrīt un pāriem pie otrā grozījuma. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais pants divās daļās, sakotnēs teksts pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Devītais pants sākotnējais teksts pa daļām pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 13. pants sākotnējais teksts divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 13. grozījums par pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 13. grozījums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. The vote. Beidzam balsot. Norādīts. Otrā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas Pieņemts. Piektais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk balsosim par rezolūciju grozītā versijā kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot! It's, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Godātie kolēģi, tā kā šis ir pēdējais balsojums kopām ar mūsu britu kolēģiem, gribu teikt paldies viņiem par paveikto darbu šeit Eiropas parlamentā un vēlēt viņiem visu to labāko. Thank you, colleagues. It ends the... Paldies, kolēģi. Esam beiguši eh, balsošanas sesiju. Nu, tagad kāds pāris minūtes um, būs pārtraukums un turpināsim tad sēdi ar balsojumu skaidrojumiem. colleagues, can I just ask you that we start? Dārgie kolēģi, lūdzu, sāksim balsojumu skaidrojumus. Tie, kas nevēlas tajos piedalīties, lūdzu, dodieties ārā no zāles klausītēm. Lai varam sākt diskusijas. Okay, so we will start the explanation būs balsojuma skaidrojumi, kas nenotika vakardien, bet pirms tam man ir paziņojums. Riņu grupa ir paziņojusi priekšsēdētājiem par uh, to, ka Bokoša kungs eh, aizstās Šavaru Mohamedu kultūras un izglītības komitejā un lēmums stājas spēkā ar šo brīdi. Dargie kolēģi, tie, kas nepiedalās eh, šajās diskusijās, lūdzu dodieties klusām ārā no zāles, lai varam turpināt diskusijas ar tiem, kas vēlas tās turpināt. So we will start with the explanation of votes that were not taken būs balsojuma skaidrojumi, kas nenotika vakardien, tad būs balsojuma skaidrojumi par šodien pieņemtajiem ziņojumiem. Ir uh, daudzi kolēģi pieteikušies skaidrot balsojumus, un mēs varam turpināt sēdi tikai uh, līdz pulkstens pusdiviem, ne ilgāk. Un pārējais balsojums skaidrums, eh, ko nepaspēsim uzklausīt, eh, varēs iesniegt rakstiskā formā. Pirmā ir Mihaila Šoidrova uz uh, vienu minūti. Děkuji za udělení slova. Včera... Priekšsēdētāji, paldies par to, ka devāt man vārdu. Vakardien mēs balsojām par Eiropas, par apvienotās karalists izstāju no Eiropas Savienības, tāpat kā Ziemeļīrijas izstāja. Jāsaka, tas bija viens no grūtākajiem balsojumiem, ko piedzīvoju. Um, pēdējo piecu gadu laikā es biju pret apvienotās karalists izstāju, bet es balsoju par šo vienošanos, jo uzskatu, ka izstājai ir jābalstās uz darījumu, kas nāks par labu ES pilsoņiem apvienotajā karalistē un otrādi, lai mēs varētu sagatavoties labai nākotnes sadarbībai. Tādēļ balsoju par šo vienošanos un esmu ārkārtīgi apbēdināta, ka apvienotā karaliste izstājas. Es ceru, ka mēs turpināsim sadarboties. Paldies, un tagad Rīčīs kundze. Šodien simtiem miljonu, simtiem tūkstošu e, apvienotās karalistes pilsoņu e, sēro par to, ka viņi vairs nav Eiropas Savienības pilsoņi. E, Lūdzu, neatiecieties pret mums tā, kā pret mums attiecas Brexiteer partija. Es jūs visus brīdinu uh, no populisma draudiem. Mēs esam viņu pirmie upuri. Nepieļaujiet, lai viņu skaits pieaugu. Es nevarēju balsot par šo apkaunojošo darījumu. Protams, tas ir izdevīgāks Eiropas Savienībai nekā apvienotajai karalistei. Un izskatās, ka apvienotā karalistus to vienkārši piever acis. Es vēlējos jums pateikties par. Uh, pieklājību, ko esat allaž mums izrādījuši uzredzēšanos. Thank you. Next. Paldies. Gibsons kundze uz minūtu tagad. Thank you for allowing me to speak. To Paldies, ka atļāvāt man izteikties. Šodien es uh, runāju miljonu apvienotās karalistes uh, pilsoņu vārdā. Jāsaka, ka šis zaudējums man ir ļoti smags. Uh, zaudēja Eiropas Savienības pilsonību, brīvību, eh, tiesības, arī daļu no identitātes, kas man ir tik dārga. Jāsaka, Brexits ir kļūda, un es nedomāju, ka kādreiz es varēšu at, eh, piedot tiem eh, egoistiskajiem politiķiem, kas to visu uzsāka apvienotai karalistei vajadzētu dzīvot Eiropā, nevis to pamest. Mana sirds ir salauzta. Thank you now. Paldies! Tagad Brofī kundze uz minūti. Paldies priekšsēdētāji vakardien šajā zālē kopā ar kolēģiem no liberāļo demokrātu grupas uh, balsoja pret šo Brexit izstāju. Uh, un uzskatu, uh, ka tas ir slikts darījums. Lielbritānijai nav nekāda vienošanās, uh, kas būtu labāka apvienotajā karalistē kā palikšana Eiropas Savienībā. Turpmākie mēneši mums nozīmēs nedrošību un ne tikai mums, Britiem, bet arī ES pilsoņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē un tiem Britiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Esmu patiešām šokēta, ka Boris Džonsons par to nerunāja vedot Brexit. Brexit sarunas, un man ir ļoti liels kauns, ka netika panākts labāks iznākums Lielbritānijas pilsoņiem. Es ceru, ka Eiropas Savienības kolēģi turpmāko mēnešu laikā mums izrādīs atbalstu. Lūdzu, um, nepiekrītiet Borisa Džonsona priekšlikumam, kas tikai vājinās pilsoņu tiesības. Turpināsim sadarboties kā nācijas, lai cīnītos pret katastrofālajām klimata izmaiņām šajos tik pārmaiņu pilnajos laikos. Lūdzu, lūdzu paliksim draugi un cieši sabiedrotie, un kādu dienu mēs atgriezīsimies. Thank you, Mr. Patton. Patena kungs uz minūtu. I'm really proud. Es patiešām esmu lepns, ka nobalsoju par šo izstājas nolīgumu un par britu uh, pilsoņu iespējām paust savu neatkarīgo gribu. Un Borisa Džonsona uh, solījumi uh, par. Uh, Uh, zivsaimniecību, par to, ka nebūs uh, pagarinājums, man uh, sniedza pašpaļāvību. Un Gija Ferhofstāta runa vakardien man tikai nostiprināja pārliecību, ka pieņēmām pareizo lēmumu. Un viņš teica, ka apvienot karalistē ir dots pārāk daudz optautu. Tagad ar šo lēmumu mēs kļūsim pilnīgi suverēni. Tā nav Brexit mācība. Mācība ir tāda. Uh, ka pārēja no ekonomiskas savienības uz tādu supervalsti, kas neņem vērā pilsoņu intereses, allaž vainagosies ar fiasko. Paldies! Next speaker. Paldies! Tagad Džulija Vorda lūdzu. Paldies! Man ir eh, bijis tas gods un privilēģijas kopš 2013. gada Ziemeļa eh, rietuma Anglijas eh, vārdā šeit kalpot Eiropas parlamentā. Es esmu piedalījusies ļoti daudzās programmās veltītās tieši jauniešiem. Sākām ar jaunieši darbībā, beigās tā pārvērtās Erasmus programmā, bet es balsoju pret šo darījumu, jo tas nāks par ļaunu gan mūsu ekonomikai, gan pilsoņu sociālajām tiesībām tiesībām un arī ierobežos jauniešu iespējas, nodarīs kaitējumu mieram un stabilitātei un arī apēnos mūsu starptautisko reputāciju. Daudzi saka, ka ir pienācis laiks ar to samierināties, bet nē, tiem, kas visu to uzsāka, ir jāuzņem sava atbildība. Es te nerunāju par Naidžilu kā par deputātu, es runāju par miljoniem darba vietu, kas ir apdraudētas, par eh, daudzām ģimenēm un kopienām, kas cietīs, it sevišķi īpaši tie, kam jau tā neklājas pārāk viegli. Un jāsaka, ka viņu valdība Vestminsterē ir ignorējuši šo cilvēku intereses. Paldies! Paldies! Tagad eh, Delūsī kundze minūte. Nebija vakardien vienkārši nobalsot par šo izstājas nolīgumu, bet uh, Boris Džonsons eh, ieguldīja daudz pūļu un solījums, ka nebūs nekāda pagarinājuma pēc 2020. gada, ļāva viņam arī uzvarēt vēlēšanās un uh, piešķīra pilnvaras, kas ir jāievēro arī Brexit partijai. Mēs uh, gaidīsim. Uh, kas notiks, un šī jaukā demokrātiskā kustība kalpos par iedvesmu tiem, kas uzskata, Eh, ka demokrātija ir apdraudēta. Jāsaka, ka ir jābūt eh, jauniem laikiem, nevar būt vairs tā, ka ir princis un ubaga zēns, un ubaga zēnā neviens neieklausās. Miljoniem pilsoņu, kas izgāja ielās, viņos ir jāieklausās, un jāsaka, ka eh, mūsu lēmums pierādīja to, ka pateicoties vēlēšanām ir iespējams nodrošināt demokrātiskas pārmaiņas. Paldies! Tagad fokusus kundze uz minūte. Es nobalsoju par šo darījumu, uh, raidot vēstījumu daudziem balsojumiem. Uh, tā tad um, tā, mēs nesakām uh, visu labu, mēs sakām uz redzēšanos. Nevis tādēļ, ka mēs atgriezīsimies um, Eiropas Savienībā, bet tādēļ, ka mēs tiksimies atkal kā vienlīdzīgi partneri. Mums nevajag, lai Eiropas Savienība te uh, vada un diktē sadarbību un uh, ietekmē mūsu draugu uzraudzību. Es esmu lepna Eiropiete. Es patiešām esmu allaža iestājusies par individuālu pilsoņu tīsībām, runājot par suverēnām nāciju valstīm, nevis par mākslīgi radītām savienībām. Uh, Bēthovena oda priekam ir brīvības himna, nevis Eiropas Savienības himna. Un tie, kas ieklausās manī, lūdzu saglabājiet atvērtu prātu, domājiet par nacionālo suverenitāti un demokrātisku pārskatu atbildību. Lai jums veicas uz redzēšanos, turpināsim sazināties. Paldies, un tagad Kelehera kungs uz minūti. Paldies, es balsoju par šo izstājas nolīgumu. Mums ir jābūt eh, tādai izstājai, kas ir eh, atrunāta un balstās uz konkrētiem principiem, un tādā veidā mēs varam ātrāk uzsākt eh, sarunas par to, kāda izskatīsies mūsu sadarbība nākotnē. Ja mēs būtu to noraidījuši, tas radītu grūtības pilsoņiem gan apvienotā karalistē, gan Eiropas Savienībā un arī īrijā. Un Mēs esam lēmuši par to, ka netiks atjaunota uh, robeža um, starp Ziemeņu un Dienvidu īriju, un mums ir jādomā par to, kāda izskatīsies šī vienošanās. Es gribu pateikt, ka esmu noraizējies par tiem īru pilsoņiem, kas vēlas palikt Eiropas Savienības pilsoņi Eh, un eh, dzīvo Ziemeļīrijā, diemžēl viņu tiesības tiks eh, ierobežotas, ja mēs neturpināsim ievērot lielās piekdienas vienošanos. Paldies! Hūka <coughs> kungs tagad uz minūti. Gribēju pateikties visiem, kas vakardien ar mums vienojās dziesmā un uh, izrādīja sirsnību pret britu kolēģiem. Jāsaka, ka teju teju mums izdevās Brexit apstādināt, un tad, kad um, uh, iepriekšējā valdība zaudēja uzticamības balsojumā, jaunā valdība, ko atbalstīja arī uh, liberāli demokrāti, būtu varējusi no visa tā izvairīties. Bet, diemžēl, uh, dažādi ķīviņi guva virsroku. Kompromis nav nekas slikts, tādā veidā mēs varam panākt progresu. Mēs varam eh, vēl eh, domāt, kā jauniešiem atjaunot iespēju. Um, atgriezties Eiropas Savienībā. Mēs varam padarīt Lielbritāniju par uh, lielisku valsti, ja mums būtu drosme eh, sadoties rokās ne tikai šajā zālē, bet arī ārpus tās nākotnē. Paldies, un tagad Kučuka kungs uz minūti priekšsēdētāji, es uh, balsoju par šo uh, izstājas nolīgumu. Uh, Ne jau tādēļ, ka man tas ļoti patiktu vai būtu ļoti izdevies, bet tādēļ, ka tā ir vienīgā iespējamā vienošanās un pagaidām eh, citu alternatīvu nav. Mums ir eh, jārunā lietišķi, jāsaglabā vēs prāts, domājot par to, kādām ir jāskatās mūsu attiecībām nākotnē. Ir jābūt tādam sakārtotam Brexitam. Ir jāturpina dialogs ar mūsu britu kolēģiem. Un domājot par mūsu attiecībām turpmāk, ir tik daudz jautājumu, bet eh, galvenais ir tāds, vai mums var būt eh, tādas uh, labi pārdomātas attiecības ar apvienoto karalisti, ja ir tikai 11 mēneši atvēlēts sarunām. Man ir bažas, ka nē, ka tas nebūs iespējams. Mēs runāsim par drošību, ekoloģiskajiem jautājumiem, ekonomisko dimensiju, bet cilvēktiesības, pilsoņu tiesības, gan apvienotās karalistas pilsoņu, gan Eiropas Savienības eh, pilsoņu tiesības allaži ir jāiekļauj uh, sarunu programmā. Es turpināšu pie tā strādāt. Paldies tagad, eh, Palmerkungs, lūdzu. Paldies! Vakardien bija skumja diena ar visai pārliecinošu vairākumu uh, šo ziņojumu vakardien pieņēma. Mēs smagu sirdi dosimies prom no Eiropas Savienības, bet es nevarēju vakardien nobalsot par šo vienošanos. Bet es saprotu, ka tas ir noticis un uh, man tas ir jāpieņem savā prātā. Un ja es to varu pieņemt, tie kas uh, bija Brexit avangardā, konservatīvo partiju un Brexit partiju, tad lūdzu uzņemieties simtprocentīgi atbildību par to, kas notiks tālāk. Un es uh, no visas sirds uh, ceru, ka var. Uh, sagatavot uh, tādu paktu, kas uh, nāks par labu mūsu valstī. Bet man ir lielas bažas, ka tas ir kaut kas neiespējams. Paldies! Thank you. Paldies uz minūti, Kohuta kungs. Apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības ir ļoti bēdīgs notikums, domājot par Eiropas Savienības integrāciju. Apvienotā karaliste ir bijusi ļoti cienījama dalība valsts ga daudzu gadu garumā, neskatoties uz to, ka tika izplatīts daudz viltus ziņu un dezinformācijas. Britu pilsoņiem ir jādomā par savu nākotni. Es nāku no Silēzijas, esmu Eiropas federālists. Es domāju, ka ir allaž jāpaturprātā iespēja, ka ES klēpī varētu atgriezties apvienotā karalists. Neaizmirsīsim Angļus, Velsiešus, Skotus, Īrus. Mēs esam gatavi viņus atvērtām rokām šeit uzņemt atpakaļ. Un pēdējie vārdi mausu draugiem no apvienotās karalists, jums nekad nebūs uh, jāsoļo vieniem pašiem. Paldies, un tagad uh, Rafēls kundz uz minūti. Britu draugi vakardien man bija gandrīz neiespējama izvēle, un galu galā es nobalsoju par Britu un Eiropas pilsoņu interešu aizstāvēm, vismaz eh, tādā paredzamā nākotnē. Neviens nepriecājas par Brexit, mēs zaudējam draugus un kolēģus, un es uh, zaudēšu savu kaimiņu uh, šeit. Uh, plenārsēžu zālē. Luīsa mūs abas šeit ievēlēja maijā, bijām jaunas, ambiciozas un abas cerējām, ka varēsim apstādināt Brexit. Man bija liels prieks sēdēt tev blakus visās sēdēs šeit un citās sēdēs. Un jāsaka, ka Brexit radīs daudz barjeru, bet mūsu draudzībai tas neko nevarēs nodarīt. Paldies man, maniem brītu kolēģiem un ar. Uh, nepacietību gaidu mūsu kārtējās tikšanās. Paldies! Thank you. Monsieur Le Breton pour une minute. Le Breton, kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, ir maz tik vēsturisku balsojumu Eiropas parlamentā, bet 29. janvārī tāds notika, ratificējot Brexitu, ar prieku nobalsoju par. Brexits bija jāpieņem, jo jārespektē Britu tautas suverenitāte. Uh, abrīnojamā Britu tauta kārtējo reizi apliecināja savu leģendāro uh, spēju pretoties pretiniekiem, ieguva Brexitu, pirmoreiz nobalstoja 2016. gadā referendumā, otrais 2019. gadā ievēlot uh, lielu skaitu Brexit partijas deputātu un visbeidzot uh, dodot Borisam Džonsonam nepieciešamo vairākumu parlamentā. Krievijā. Viņi turējās pretī eiropeistu propagandai, Junkeram, Verhofštatam un citiem. Apsveicu jūs, bravo! Thank you, Mr. Miller. For... Paldies, Miller kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo vienošanos, jo tas tā uh, novērš uh, haosa draudus, kas iestātos, ja būtu tās atsamais stingrais Brexits. Tāpat tiek garantētas pašreizējās tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri dzīvo Britu salās, tā skaitā arī maniem tautiešiem. Brexits tiešām ir ļoti skumjš brīdis mums visiem, kas atbalsta Eiropas integrāciju, bet dažkārt pasperam soli atpakaļ tā vietā, lai iet uz priekšu Es balsoju par, jo šīs uh, nolīgums uh, Uh, nosaka, ka Eiropas Savienības uh, tiesību normām būs augstāks spēks. Apvienotā karalistē tas ir ļoti labs uh, signāls. Ir arī noteikts pienākums lojāli sadarboties. Tas būtu attiecināms uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ne tikai uz tām, kuras vēlas izstāties, bet arī uz pašreizējām dalībvalstīm. Tagad vārds Hanan kungam. Viņu zālē neredzu. Nākamais uh, runātājs Lopes Agilārs. mums bija balsojums par Brexita vienošanos, vai tas ir uh, priekškārs, kas nolaižas uh, izrādes beigās? Nē, viss vēl nav beidzies. Tik daudzi S un D deputāti būtu balsojuši pret kopā ar mūsu leiboristu draugiem, bet šīs nav beigas, uh, sarunas vēl tikai notiks. Un ir daudz uh, jautājumu, kas būs jāapspriež pilsoņu tiesības, datu aizsardzību, pat patvērums, robežu pārvaldība, sadarbība, bet, lai to visu paveiktu, ir divas mācības. Pirmkārt, mums ir jābūt vienotiem šais sarunās, un otrkārt, mums ir jācīnās pret viltus ziņām, dezinformāciju, lai saglabātu mūsu vienotību. Mums pietruks skaļo Uh, Brexiteru mums ļoti vēl vairāk pietrūks mūsu lojālie un mīļie britu draugi. Liels paldies par jūsu vēlmi atgriezties! Paldies! Nākamā runātāja Jovevas kundze. Paldies, priekšsādātāji! ir uh, bijusi trīs gadus ilgā politiskā drāma, tagad pienākušas beigas. Es būtu labprāt balsojis pret, bet tomēr balsoju par šo nolīgumu labāk, lai ir sakārtots uh, darījums nekā haoss, kad darījuma nav. Tomēr šī sāga vēl nebeidzas. Pārējas uh, periods būs vēl svarīgāks mūsu turpmākām attiecībām. Šobrīd zaudējam svarīgu Eiropas saimes locekli un tas ir fakts, un mums pietrūks mūsu partneru, vismaz daļas, eh, daļa no viņiem mums eh, pietrūks. Brexits ir skaidrs signāls, mums tas ir jāsaprot eh, mūsu laika un demokrātijas kontekstā un jānovērš tas, ka šādi notikumi atkārtosies. Cerams, ka esam kaut ko iemācījušies. Un arī es ceru, ka veiksim visas nepieciešamās reformas Eiropas Savienībā, lai padarītu Savienību tuvāku pilsoņiem un novērstu dezinformāciju un politiskas manipulācijas. Paldies! Nākamais runātājs Overgards Nilsons vakardienas balsojums par izstāšanās uh, nolīgumu man bija grūta izvēle. Uh, šis uh, nolīgums uh, atšķiras no uh, sākotnējām Brexit iecerēm. Uh, šeit ir runa par Ziemeļa īriju, vairs netiek uzņemti bērni, bēgļi un daudz citas izmaiņas ir notikušas. Uh, tomēr uh, Brītu parlaments ir suverēns un Boris Džonsons guva vairākuma atbalstu un tādēļ ne mana, ne citu loma nav atcelt demokrātisko Brītu tautas lēmumu, kas pieņēms 2016. gada referendumā un apšaubīt Borisa Brexita vienošanos. Es joprojām skeptiski skatos uz Brexit uh, atbalstītājiem uh, dotajiem solījumiem, ko deva Boris Džonsons. Un jādomā par visu valsti, ne tikai par, uh, liks, uh, tikai par konservatīviem. Cerams, ka Boris nepievils savu tautu. Nākamais runātājs Tomaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šis ir ļoti skumjš brīdis. Es eh, pārstāvu austrumu dalību valsti un tiešām ļoti žēl, ka šī savienība, kas ir bijusi tik stipra, daļai pateicoties tam, ka apvienotā karalīste bija šīs saimes locekle tik daudzus gadus, ka šī savienība ar apvienoto karalisti, eh, kā tās locekli palīdzēja mums virzīties uz priekšu arī austrumos un iestāties šai saimē. Es gribu pateikties visiem britu ierēģiem un politiķiem, kas ir stiprinājuši Eiropas Savienību. Es balsoju par šo vienošanos, bet izvēle man bija grūta. Es zinu, ka. Uh, ir uh, ļoti daudzi uh, Rumānijas uh, pilsoņi, kas dzīvo apvienotajā karalistē un ceram, ka viņu tiesības tiks aizsargātas. Paldies, vārds Sikorska kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vai vēlējos paskaidrot, kāpēc balsoju pret izstāšanās nolīgumu? Ne jau tādēļ, ka es eh, nenovērtētu Mišela Barņēva viņa komandas eh, darbu. Jā, tās bija vienīgais variants, kas bija iespējams, bet es balsoju pret, tāpēc, ka es uzskatu, ka Brexits bija slikta ideja. Un gribēju to apliecināt Tas ir tiešām tā ir slikta ideja un tas ir rezultāts 30 gadu nomalnošanas kampaņai, kas tika iztenot Britu presē un arī Britu politiķu grāvuma rezultāts. Un tagad es gribētu vērsties pie cilvēkiem, kuri tagad lielās, es gribu teikt, lai nu kas tagad notiktu apvienotajā karalistē. Tagad jūs to gribējāt, jūs to īstenojāt, tagad nu nevainojiet mūs. Tagad vārds Tomčas kundzei, viņu zālē neredzu, nākamā runātāja kumpula natrī. Paldies priekšsādātāji vakar. Es balsoju pret savā vēl, savām vēlmēm, un tiešām man ir ļoti skumji par tiem Britiem, kuri vēlas uh, palikt Eiropas Savienībā un man bija arī uh, skumji, tādēļ kā arī mani vēlētāji nevēlējās Brexitu. Uh, Mums ir jāstrādā cilvēku labā, lai pasauli būtu labāk, lai mēs visi dzīvotu mierā. Erasmus programma, kas paredzēta jauniešiem, klimata politika. Uh, Uh, politika, lai uzlabotu mobilitāti, uh, bērnu audzināšanas atvaļinājumu, bērnu tiesību situācijas uzlabošanu. Mēs uh, gribam cilvēkiem labāku dzīvi, padarīt pasauli taisnīgāku. Mūsu liktenis mūs apvieno. Tādēļ arī turpmāk es strādāšu, domājot arī par viņu vēlmēm un vajadzībām. Paldies maniem leiboristu draugiem uz redzēšanos. Tagad vārds valas kungam. Īrija būtu vēlējusies, lai apvienotā karalēs paliek Eiropas Savienībā, bet ļoti svarīgi ir tas, ka 2016. gadā tautas balsojums tika respektēts un uh, attiecībā uz Lisabonas līgumu mums lika balsot vēlreiz, jo mēs nobalsojām nepareizi. Bet uh, vēlreiz uh, cilvēki balsoja parlamentu vēlēšanās decembrī, un tāds ir šis rezultāts. Bet, ja Džeremijs Korbins, kurš bija ļoti nedemokrātiski rīkojās, būtu uh, iestājies par demokrātiju savā partijā, tad uh, rezultāts būtu bijis citādāks. Es labāk būtu gribējis, lai Briti būtu šeit. Mums nepatīk viņu valdība, bet mēs mīlām tautu. Un man tiešām pietrūks dažu izcilu runātāju arī no Brexita grupas. Es viņus ļoti augstu uh, vērtēju. Paldies! Nākamais runātājs Lopes Izturis Svaists. Sí, señora presidenta, soy español. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, esmu Spānis, pārstāvu Spāniju, valsti, kura gadsimtiem cik ilgi ir uh, uh, pat cīnījusies ar Britiem, mums ir bijušas sarežģītas attiecības, bet mēs tagad esam 40 gadus uh, iemācījušies uh, sadzīvot viens otru, saprast, un tiešām ļoti žēl, ka dažu cilvēku rīcības dēļ tam tas viss beigsies un viņi varbūt nopelnīs naudu rakstot memoārus par to, kā viņi sagrāva Eiropu. Kā kolēģi teica, tagad uzņemieties šo atbildību, neizvairoties tā kā to darīja Farāģis kungs pēc uh, referenduma. Nacionālisms paceļ galvu un tas izskatās ļoti neglīti. Mēs atbalstīsim īstos britus, kuri cīnījās, kuri bija drosmīgi un to apliecināja gadsimtu gaitā pat cīnoties pret mums spāņiem, bet mēs kopā strādāsim ar jums. Mēs jūs ļoti augstu vērtējam, mums jūs esat nepieciešama Eiropas Savienība. Nākamā runātāja Vrecinovs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vakar. Tāpat kā daudzi citi kolēģi eh, šeit eh, plenārsēžu zālē, es nobalsoju par izstāšanās nolīgumu. Jā, man ir žēl, ka notiek eh, izstāšanās, bet jānodrošina, lai turpmākās attiecības būtu pēc iespējas labas mums ir jāuztver Brexits kā brīdinājums signāls par to, ka ir neapmierinātība ar ap, Eiropas Savienību, kas pastāv arī citās valstīs, tajā skaitā Čehijas Republikā, varbūt ne tik uh, lielos apmēros, bet tā pastāv. Un tas mums jāpatur prātā, domājot par Eiropas Savienības nākotni tuvāko gadu laikā. Mums ir jāpārdomā Eh, ko Eiropas Savienība ir darījusi, un varbūt ir daudz kas tāds, kas Eiropas Savienībai nebūtu jādara, un šīs pilnvars būtu jādod atpakaļ dalību valstīm. Maģīt kungu zālē neredzu. Tagad vārds Rovets kundzei viena minūte. Man ļoti skumji, ka Eiropas uh, Savienības sarunu vedēji un tagad arī Eiropas parlaments ir pakļāvušies Barisa uh, Džonsona draudiem, apstiprinājuši tukšu dokumentu, cerot uz uh, sakārtot izstāšanās procesu. Es balsoju pret, es neusticos tam visam. Tagad ir absurds grafiks Brexit panākšanai līdz 2021. gadām. Nav paredzēta arī nekāda nekā drošības pasākumi, ja tas neizdotos. Brexits ir vissliktākais, skumjākais notikums, vai tiešām tas nozīmē kontrolas atzīš, atgūšanu, nē, tie ir vandāļi, kas visu sagrauj, bet tagad viņi konstatēs, ka uh, Briti ir uh, zaudējuši mēs atkal tiksimies, kad būs uh, labāki laiki, ne sliktāki. Rolanda kungs. Tā bija brīnišķīga oda Brexitam, nedaudz nomācoša, bet man tā patika. Es balsoju par Brexita vienošanos tādēļ, ka ticu demokrātijai. Gandrīz četrus gadus mēs risinājām šo šarādi, un tad notika vēlēšanas, kas skaidri parādīja, ka Brexits ir jānodrošina, un mūsu mēs tikām ievēlēti par šā parlamenta deputātiem, pat ja mēs te neiederējāmies. Brexita partija prat, uh, ir pelnījusi atzinību par to, kas tika izdarīts. Mēs iestājāmies pret pastāvošo sistēmu, pret uh, to sistēmu, uh, kura beigās tomēr ir nodrošinājusi tautas gribas īstenošanu. Tas ir lielisks sasniegums. Jā, ir cilvēki, kam asaras acīs, bet nebaidieties. Britiem būs brīnišķīga nākotne. Dievs svētī jūs visus! Další řečník, pan kolega Pospíšil. Vārds Pospíšil kungam, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Uh, šoreiz atbalstīju vienošanos vakars, balst, vakardienas balsojumā, un es gribu skaidri pateikt, ka es pats esmu absolūti pret to, ka apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības. Es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti skumjš notikums, bet es esmu demokrāts un es respektēju Britu tautas uh, pausto gribu uh, referendumā un mums vismaz tad ir jāatbalsta vienošanās, kas uh, nosaka šķiršanās uh, noteikumus. Uh, un uh, arī pasargā cilvēkus pret pilnīgi haotiskas izstāšanās. Es domāju, ka nākotnē mēs darīsim visu iespējamo, lai mums būtu labas kaimiņa attiecības un notiktu tirzniecība starp abām pusēm. Tagad vārds Dēlīs kundzei. Paldies priekšsēdētāji, man absolūti nav nekāda prieka. Uh, klausīties šajās runās un uh, klausoties arī cilvēkus, kas saka, mēs jau zinājām labāk, uh, kas būtu jādara, bet kā mēs uh, redzējām, kāds bija pēdējo vēlēšanu rezultāts. Un tagad atkal klausoties Giju Ferhofštad, kurš austīja plecus, kā tam mēs nonācām tik tālu, un viņš vainoja visus, izņemot pašu Eiropas Savienību, kura neatzīst pastāvošās problēmas savienība. Uh, kura ļauj pārkāpt fiskālos noteikumus ieroču eksportam, bet nevis, lai nodrošinātu mājokļus visiem, kam tas nepieciešams. Kad klā, mēs klusējam, tad, kad mūsu katalāņu kolēģi nīkst Spānijas cietumos, es balsoju par šo nolīgumu. Jā, tas ir varbūt slikta, labākais sliktais risinājums. Es nevēlos stingro robežu nevis īrijā, bet Eiropā arī jāuzņemas liela daļa vainas. Paldies, nākamais runātājs uh, eh, Fidžeralda kundze. Šorīt un vakar piedzīvojam to, cik dziļi, cik augstu vilnis ir čemolsijas dažādās valstīs un deputātos ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no es. Tās bija patiesas emocijas un patiesas tāpēc, ka tādējādi pie noslēguma nonāca 47 gadu dalības posms, 47 gada miera, 47 gada sadarbības un partnerības, 47 gadi robežu nojaukšanas procesa. Tas bija ārkārtīgi svarīgs process. Mēs centāmies tā celt demokrātiju un Lielbritānija spēlē tur nozīmīgu lomu. Gribu teikt paldies mūsu lielu britu kolēģiem par viņu ieguldījumu, bet teikšu, lūk, tagad jārunā par nākotni. Mēs nezinām, kāda būs Lielbritānija pēc Brexit. Mēs ar nepacietību gaidām uh, iespēju redzēt, kā tai veiksies, bet ir pienācis šobrīd laiks veidot jaunas attiecības šai jaunajā kontekstā, un es patiešām ceru, ka šīs jaunās sarunas tiks īstenotas tādā garā, kas ļaus mums panākt vienošanās, un Lielbritānija nenovirzīsies no tiem standartiem, kur izstrādē pati spēlēja būtisku lomu vienalga, vai te mēs runājam par vidas aizsardzību vai citām lietām. Liksim mūsu pilsoņu intereses un kopienas un uzņēmuma intereses pirmajā vietā, un viņi vēlas ciešas un dziļas attiecības, un pēc iespējas plašākas attiecības ar Eiropas, uh, eh, savies starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju nākotnē. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāja, nākamā runātāja deputāte Višķņevska uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātāji, dāmas un kungi! Es cienu Brītu tautas suverēno, suverēno vā, lēmumu, un tieši tāpēc nobalsoju par šo izstāšanās vienošanos. Nu, tā tiešām nāca kā augsta duša, protams, arī federālistu sakars uz šajām galvām. Brexit eh, pārstāvi ļoti bieži runājuši par to, ka dalību valstīm un valdībām ir ļoti maz iespēja apstādināt tiesību aktus. Mums no tā visa ir jāizdara secinājumi, jāgūst mācību no Brexit, jāpatur nekontrolētā migrācija, jābeidz uh, atsevišķu dalību valstu kompetenču masveidu pārņemšana. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība nebūs tāda pati bez Lielbritānijas. Nu, tad izdarīsim secinājumus, um, uztversim to kā mācību stundu. Mums ir jāpārdomā viss šis process un jāpaceļ sarkanā kartīte jārāda tiem visiem, kas domā par Eiropas Savienības federalizāciju. Liels paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs deputāts Sarijus Švoļskis. Priekšādātāji. Balsoju pret Brexit vienošanos Ne tāpēc, ka esmu pret šo vienošanās tekstu, bet ka esmu pret Brexit kā tādu, kā jau te kolēģi teica. Brexits ir vairāk kā noziegums, tā ir milzu kļūda. Un citēju mm, zināms runātājus. Brexit ir kļūda vēsturiskos apmēros, dimensijā, ar ilgtermiņa ģeopolitiskām sekām. Un šīs sekas mēs pat vēl neaptveram un nesaprotam. Abas puses šai procesā jāvaino. Ar nožēlu jākonstatē, ka arī no Eiropas Savienības nav, puses nav nekādas izpratnes par to, kāpēc Lielbritānija ir zaudēta, kāpēc notika šāda veida nodevība. Eiropas Savienība būs vājāka un nebūs pilnvērtīga bez Lielbritānijas. Mēs, būs vāj, mēs būsim vājāki politiski, ekonomiski, jo, protams, ka Lielbritānijas tautsēmniecība veido apmēram 19 uh, eh, no mazu dalību valstu ekonomikas ekvivalentu un būs būsim vājāk arī aizsardzības un militārajā jomā. Vājāk Eiropas Savienībai būs jāsastops ar vien pieaugušiem draudiem no ārpuses. Un arī dzen no iekšpuses. Mums patiešām vajadzētu īstenot pamatīgu pārdomu periodu, kāpēc um, viss notika tā, kā tas notika. Paldies! Es paldies, saka priekšādātāja, nākamā runātāja Džonsas kundze. Paldies! gribu teikt paldies Velsas iedzīvotājiem, kas deva man iespēju viņus pārstāvēt, pārstāvēt viņu viedokli un vēlmi palikt Eiropas Savienībā un to viedokli paust šeit Eiropas parlamentā. Tas bija fakt, no vienas puses tas labākais laiks, un otras puses arī trakākais laiks. Labākais laiks tādā ziņā, ka mēs varējām parādīt, ka vērtība, vērtības pastāv un solidaritāte pastāv, un vairākums iedzīvotāji, kas vēlējās balsoja par palikšanu, to parādīja arī parlamenta vēlēšanās visas tiesības, un tostarp tiesības uz vienlīdzīgu samaksu darbā un pensijā, patiešām bija jautājumi, par ko es priecājos uh, balsot. Nu, nākotnē, rakst, raugoties, Džonsonam jāuzņems atbildība par visām negatīvajām sekām, kas tagad sekos. Velsai ir vieta Lielbritānijā, Eiropā un pasaulē. Mums ir kopīgas uh, vērtības ar jums, mums ir tiesības un solidaritāte, un esam uh, solidāri ar Eiropas Savienību un visiem citiem. Un visbeidzot, gribu teikt paldies saviem kolēģiem, darbiniekiem, gan manā birojā, gan arī zin, Eiropas parlamentā kopumā. Un visbeidzot, paldies manam dēlam kura labā es darīju to mm, visu, ko darīju, jo viņš ir nākamā paudze. Paldies! Nākamais runātājs Džonsas kungs uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji! Vakar balsoju saskaņā ar to, ko vēlējās Lielbritānijas pilsoņi. Mēs zinām, kas ir suverenitāte. Polijā to ļoti labi zinām, un tāpēc respektējam suverēnu brītu tautas lēmumu. Mēs turklāt labi atminamies Polijā, ka tā bija Anglija kurā tika parakstīts viens no svarīgākajiem dokumentiem par pilsoniskajām brīvībām - Lielā brīvību harta kas notika pirms tik ārkārtīgi daudziem gadiem. Bet rīt ir atkal jauna diena. Rītdien tā ir pirmā pārejas posma diena, un mēs varam darīt ļoti daudz kā laba šeit Eiropas parlamentā un veidot labas attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Turklāt gribētu mudināt polijas deputātus balsot tā, lai mēs atbalstītu Nacionālo parlamentu teikšanu dažādos jautājumos. Un Britu draugiem vēlos teikt, lai jums veicas. Un neaizmirstiet par mums, par poļiem, par poļiem, kas palīdz celt Lielbritānijas ekonomiku. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs deputāts Polčaks. Es viņu zālē gan neredzu, tāpēc došu vārdu nākamā runātājiem Džembatska kungam lūdzu. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважа... Lielas paldies priekšādātāji. Balsoju par šo vienošanos, jo tādējādi tika pausta Britu iedzīvotāja suverēnā griba. Tas bija viņu lēmums. Viņš šo lēmumu pieņēma ne jau tāpēc, ka kāds viņiem to lika darīt, bet gan tāpēc, ka viņi ka viņus piespieda šīs brītu birokrātu safabricētās kampaņas, kas eh, runāja tikai par nacionālo suverenitāti, kas runāja par eh, nacionālajiem karogiem un tā tālāk. Nu, jāsaka, šīs dienas debats ļoti labi atspoguļo reālo situāciju. Mēs taču redzējām, ka priekšādātāji neļāva izmantot nacionālos karāgus šeit tāpā. Nu, tas ir svarīgs iemesls, kāpēc Lielbritānijas pilsoņi nobalsoja par izstāšanos. Un nevar taču aizliegt cilvēkam justies britam, čeham vai bulgāram. Tas ir spiediens, un kad izjūtam šādu spiedienu, tad rodas protests un vēlamies dot, doties prom no tādas vietas, kur mūs negaida. Jūs jau varat aizliegt karogu izmantošanu, bet jūs nevarat šo karogu izņemt no viņu sirdīm. Un uh, galu galā vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu atbilstīga. Paldies, nākamais runātājs Monteita kungs. Nu jā, vispirms, ja kaut kur jāiekļūst, lai no kaut kurienes varētu izkļūt, tāpēc mēs ar kolēģiem šeit ieradāmies. Izstāšanās, vienošanās pilnīgi nozīmīgi ir um, slikta. Bet Nigels Farāčs izteica perso guva personīgu apvienošanu, ap apliecinājuma no Borisa Džonsona par to, ka Lielbritānija izstāsies vēl šī gada laikā. Jo Un nedrīkstam arī šeit uh, ļauties kaut kāda ilūzija, ka būs kaut kāds regulējošs saskaņojums. Nē, Lielbritānijai ir tagad galvenais sarunu vešanas uh, um, kārtas rokās. Mēs varam aizstāvēt savus iedzīvotājus, mēs varam pieņemt pašu savus likumus, un mēs pašu savus politiķus varam saukt pie kārtības. Nu, tad eh, narcis tika pār, pārvērsts par puķi, kas ar savu saldo smaržu apreibināja citus. Nu, un tieši tāpēc es arī balsoju par šo vienošanos. Lielas paldies! Nākamais jautājums - parlamenta darba kalendārs 2021. gadam viens runātājs, un tas ir Pospišila kungs. Paldies priekšādātāji. Es atbalstīju šo darba kalendāru, bet vēlējos paust savu nostāju par šo jautājumu. Tas tāpēc, ka es uzskatu, ka kalendāra apstiprināšanas procesā netika ņemts vērā dalībvalstu deputātu darba ritms. Es domāju, ka politiķa darbs taču nenotiek tikai Briselē vai Strasbūrā, bet gan arī mm, dalību valstīs. Kā jau teicu, šo kalendāru mm, apstiprināju, bet uzskatu, ka te nav pietiekami daudz laika paredzēts darba nedēļu, kuras mēs varētu pavadīt kopā ar uh, saviem vēlētājiem savā elektorāta apgabalā. Mums galvā šis politiskais darbs jāizteno arī uz vietas dalībvalstī. Čehijā, piemēram, mēs runājam šobrīd par to, ka pastāv šī milzīgā plaisa, šī distance starp ES un iedzīvotājiem, iedzīvotājiem. Un ja Eiropas parlamenta deputāti nestrādās savos vēlēšana apgabalos un nevarēs iedzīvotājiem Eiropas Savienību izskaidrot, tad šī integrācija arī netiks uz, uztverta pozitīvi. Paldies! Tālāk! par 2022. gada um, parlamenta kalendāru runāt arī vēlas Pospešila kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Šai konkrētajā gadījumā vēlos teikt tieši to pašu, ko teicu nu pat par iepriekšējā ziņojumu. Man tiešām skumīgi, ka nākotnē mums ir jāatbalsta. Um, um Šādi veidi kalendāri, bet neatbalstām deputātu darbu um, elektorātā. Es domāju, ka politiskais darbs mūsu vēlēšana apgabalos ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un ja mēs, jo, jo mēs taču nevēlamies, lai uzsāktos dažādi veidi antieiropiskas tendences un kustības, ja to nevēlamies, tad ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, kas ticam Eiropas Savienībai, to izskaidrojam arī iedzīvotājiem, bērniem, skolniekiem, studentiem. Bet ja mums nav laika to darīt, tad arī šis izskaidrojums nenonāks līdz viņa ausīm. Mums ir vajadzīgs vairāk tirkīs nedēļas. Tas nenozīmē mazāk darba, nē, gluži otrā, tas nozīmē vairāk telpas politiskajam darbam. Paldies, paldies! Tālāk kopējs lādētājs mobilām radio iekārtām rezolūciju. Pirmām kārtām balsojumu skaidros Mihails Šoidrov lūdzu. Kolēģiņa, kolegové, já jsem se nakonec... Eh, Godātie kolēģi, es beigu beigās atbalstīšu šo rezolūciju. Piekrītu komisijas aicinājumam rīkoties lai grozītu mobilo iekārtu aprīkojuma direktīvu. Komisija turklāt jāņem ja vērā novatorisms un jāatbalsta jaunās tehnoloģijas 2016. gadā. gadā um, Katrs pilsonis radīja 16 kg elektronisku atkritumu. Tas ir vairāk par 10 kg nekā vidējais rādītājs visur pasaulē. Ja vēlamies īstenot zaļo kursu, tad pilnīgi noteikti ir vajadzīgs kopīgs lādētājs. Tas ir tikai mazs solis ceļā uz vidas aizsardzības uzlabojumiem, un tādā veidā ietaupīsim resursus. Mums jāsaprot, ka tas nav tikai un vienīgi jautājums par um, lādētājiem mobilējiem telefoniem, bet gan arī planšetēm un cita veida uh, iekārtām. Lies paldies! Nākamā Nākamais runātājs Matiju Patens, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Es balsoju par šīm rekomendācijām standardizētu lādētāju izstrādē, jo kurā maisaimniecībā tad nav kas tāpēc kastes ar kārtējiem novecojušiem nevajadzīgiem kabeļiem un lādētājiem. Man ir četri bērni gadu gaitā ar visiem šiem datoriem, telefoniem, spēļu konsolēm un tā tālāk. Esam e, sakrājuši četras kastes e, pilnas ar kabeļiem, vadiem, lādētājiem un tam līdzīgi. Un pastāv, protams, arī kaut kāda veida programmas to pārstrādē, bet e, mēs vienmēr uztraucamies, vai mums tie atkal kaut kā kādā brīdī nebūs noderīgi, kā daudz citi mājasemniecībās. Katru dienu ir um, visādi, mm, visāds iekārts, kas novecā, kas nāk katra atšķirīgu kabeli lādētā, tas ir absurdi, tas ir nevajadzīgi, un ir pēdējais laiks kaut ko šai lietā mainīt. Liels paldies! Nākamā runātāja Jadviga Višņevska lūdzu. Bardzo, pani... Liels paldies! Paldies priekšādātāji! Dāmas un kungi! Protams, ka es atbalstīšu šo rezolūciju par kopēju lādētāju elektriskām iekārtām, jo uzskatu, ka pašreizējā situācija nav mm, racionāla. Mēs turpinam uh, uzkrāt visus šos dažādos lādētājus un vadus savās mājās un birojos. Šie lādētāji beigu beigās vairs vienai iekārtai nedara, bet patērētāji savukārt joprojām sastopas ar tādu pašu situāciju kā iepriekš. Viņiem nākas pirkt jaunas iekārtas un vienlaikus arī jaunas lādētājus. Katra jauna mm, rīka vajadzībām. Nu, attiecīgi, protams, situācija kļūst absurda. Tāpat laikā, nu, nav jau tā, ka šīs iekārtas ražotu dažādi piegādātāji. Nē, tad iznāk, ka katrs modelis nāk ar jaunu lādētāju un savā starpā tas ar citiem patē, ražotājiem tas, protams, arī netiek eh, saskaņots. Ja mēs vēlamies kaut kādu veidu aprits ekonomiku, tad šis ir solis pareizajā virzienā. Paldies, nākamais runātājs Kelehor kungs uz vienu minūtu. Well. Mums vajag apzināties, ka domājot par kaitējumu, kas nodarīts videi, ir uh, mūsu lādētāji un vadi, kas uh, ir nonākuši atkritumu izgāstuvēs visā pasaulē. Mums ir jādomā par inovāciju tehnoloģijām, lai varētu izstrādāt vienotu vadu un lādētāju, ko var izmantot pilnīgi visiem, uh, visām ierīcēm. Nav nekādu šaubu, ka visās dalību valstīs mājasaimniecībās ir atvilknes, eh, kas ir pārpildītas ar eh, veciem lādētājiem. Un eh, jā, nu daudziem liekas, ka varbūt kādā dienā tas nose, noderēs, bet uh, turpina uzkrāties uh, tūkstošiem kilometru garumā šie vadi visās mājasaimniecībās. Uh, tie turpina uzkrāties un uh, apklāties putekļiem. Mums ir ir jāpieprasa, lai uh, šī rezolūcija tiktu ievērota pēc burta un gara, lai būtu šis universālais lādētājs, lai nebūtu vesela kaudzes lādētāja jāpērk. Paldies! Paldies, Gančas kundze! Viņu zālē neredzu. Lopes izturis Vaita kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Laiks rādīs, vai kaut kas varēs mainīties uz labu, bet mēs te runājam par tādām mazām ikdienišķām lietām, kas ir saistītas ar pilsoņu ikdienas dzīvi, kas mums palīdz uh, kaut ko mainīt uz labu. To mēs izdarījām viesabonēšanas sakarā, un šeit ir lūk jauna iespēja. Nevajadzēs atkal te krāt uh, metriem uh, garas uh, vadu rindas. Tā, protams, ir arī tas ir jautājums, kas ir saistīts ar vidi. Uh, Es atbalstu tirgus brīvību, bet mums ir jādomā arī par ekoloģiju. Es patiešām vēlētos, lai komisija sāktu rīkoties šajā sakarā. Paldies, ka šī iniciatīva ir uzsākta. Paldies! Paldies! Peleķie kundze lūdzu, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, lai komisija nepārprast mūsu vēstījumu. Jau vairākas eh, gadu desmitus komisija par to diskutē, nu, bet ir pienācis laiks rīkoties. Es gan esmu sarūktināta, ka šeit kaut kas nav pieminēts. Eh, runājot eh, par visām lādētājiem un tehnoloģijām, kas tad to ražo? Ražotāji izdara spiedienu uz komisiju, bet eh, tas ir milzīgs sloks ekoloģiskā, sociālā plāksnē. Un ja mēs patiešām neko neizdarīsim, ja netiks radīts šis vienotais lādētājs, kā tad mēs varēsim reaģēt uz šo klimata katastrofu? Mums ir jāpieprasa, lai komisija rīkotos nekavējoties ieviešot ievērot ierobežojušas noteikumus. Paldies! Paldies tagad Vricionovs kundze. Minūte. Paldies! Sveicināti kolēģi, priekšsādātāji kolēģi! Es gan šoreiz nebalsoju par rezolūciju. Jā, Arī um, man nepatīk, ka ir uh, katrai ierīcei jāpērk uh, savs lādētājs. Paraugoties uz tehnoloģisko attīstību pēdējo piecu gadu laikā, daudz kas ir mainījies. Mums ir nepieciešami tikai daži uh, lādētāji salīdzinām ar laiku pirms uh, vairākiem gadiem. Jāsaka, ka Ja, piemēram, mūsu pilsoņi e, dosies uz ASV vai Āziju, viņi tur varēs izmantot šo vienoto lādētāju. Mums nevajadzētu diktēt saviem uzņēmumiem, ko tiem ražot. Mums ir drīzāk jādomā par uh, sabiedrības veselību. Paldies, un tagad Glavakas kundze. Paldies! Es balsoju par rezolūciju un gribētu jums atgādināt, ka ETP grupa pirms desmit gadiem jau piedāvāja šo vienoto lādētāju. Uh, mobilajām radioierīcēm. Vienotais tirgus ir allaž bijis Eiropas Savienības mugurkauls un ekonomiskās izaugsmas dzinulis aptā, aptuveni 15 miljonu tehnoloģisko atkritumu, tonu tehnoloģisko atkritumu tiek saražot katru gadu pasaulē. Mēs vēlamies samazināt šo piesārņojumu, ieviešot dažādas iniciatīvas. Vienotais lādētājs ir viena no tām. Uh, ir arī uh, jādomā par jauniem risinājumiem, piemēram, bezvadu lādētājiem un tā tālāk. Un, ja jūs nopērkat jaunu uh, ierīci, jums automātiski nāk klāt jauns lādētājs, kas uh, rada pēc tam kaitējumu videi. Mums ir jādomā gan par patērētāju interesēm uh, un arī viņu tiesību aizsargāšanu. Uh, Ieviešot vienoto lādētāju, mēs pasargāsim patērētājs tāpat kā ekoloģiju un pievērsīsim uh, visiem šiem jautājumiem uzmanību. Paldies! Paldies, Valesa kungs! priekšsēdētāji, jāsaka, rodas ārkārtīgi daudz uh, elektronisko atkritumu katru gadu, aptuveni 6 kg uz vienu cilvēku. Un, um, Tātad eh, mēs saražojam trīs reiz vairāk eh, elektronisko atkritumu eh, kā vidēji pasaulē. Un tas, ka katru reizi jums ir jāpērk jauns lādētājs, nopērkot jaunu ierīci, patiešām padara patērētājus trakus. Ražotāji nekādus risinājumus nav piedāvājuši, un šis aburtais lokus turpinās. Ņemot vērā klimata sabrukumu, tas patiešām ir vaiprātīgs scenārijs. Ir beidzot jāievieš šis vienotais lādētājs, bet komisija pārāk ilgi ir domājusi par kapitāla interesēm, upurējot uz šī altāra pilsoņu patērētāju tiesības. Trīs 11 miljoni eiro eh, nodokļos ir jāatmaksā Apple uzņēmumam eh, atpakaļ īrijā, bet eh, tas vēl nav noticis. Ir taču kaut kam jānotiek un ir visiem vienādi likumi jāievēro. Paldies tagad minūtu Kelī kungam. Es pilnībā atbalstīju šo iniciatīvu, ko ETP grupa Alaž ir tematizējusi kopš kalpoja Eiropas parlamentā. Tas ir tikai normāli, ka visām elektroniskajām ierīcēm, telefoniem, planšetdatoriem un citiem ir vienots lādētājs. Tas samazinās atkritumus un arī nevajadzīgu elektronisko aksesuāru iegādi. Jāsaka, tas lūk ir mūsu deputātu uzdevums. Mēs varam padarīt mūsu pilsoņu dzīvi vienkāršāku, uzlabojot to un Mēs paši zinām, cik daudz dažādu elektronisko ierīču un vadu glabājas mūsu mājās. Tas rada milzīgu ekoloģisko slogu. Komisijai beidzot ir pienācis laiks izstrādāt ambiciozu priekšlikumu, lai nākamo sešu mēnešu laikā ieviestu standarta kopīgo lādētāju visiem viedtālruņiem. Beidzot, kaut kāds progress ir noticis un Šis, šī ir tā cīņa, kurā mums ir jāuzvar. Lielas paldies! Paldies! Pēdējais uh, runātājs uh, šajā par šo um, balsojumu ir Gāņčas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu itāļu valodā. Es nebalsoju par šo rezolūciju Tiek piedāvāts ražot vienotu lādētāju dažādām elektroniskajām ierīcēm. Esmu pārliecināta, ka tas ierobežos patērētāju brīvas izvēles iespējas. Daži vārdi par izvēlēto metodoloģiju. Eiropas Savienība vēlas ieņemt vadošo lomu uz ģeopolitiskajā arēnā, bet nevajag iejaukties um, ražotāju interesēs. Tie ir mūsu izaugsmas attīstības dzīnuļi, nevajag viņu dzīvi vēl vairāk um, sarežģīt. Nevajag uh, ierobežot. Uh, um, ideju un uh, preču brīvu pārvietošanos. Nevajadzētu te sekot aplamajiem uh, vides populisma ideāliem. Jā, protams, ir jāaizsargā vide, bet ir jāievieš atbilstoši politiskie pasākumi, kas balstās uz uh, zinātniskiem atzinumiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākamais uh, darba kārtības uh, punkts. Uh, algu atšķirības vīriešiem un sievietēm. Šoidraus kundu uz minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs atšķirības sastāda 16% Eiropas Savienībā, un jāsaka, dažās valstīs esam pieredzējuši arī uzlabojumus, bet to, tie tomēr ir pārāk gausi. Uh, Eiropas Savienība ir ieviesusi daudzus pasākumus, lai palīdzētu dalību valstīm uh, situācijas uzlabošanā. Mēs šeit runājam par subsidaritāti. Es gribu pieminēt direktīvu par darba un uh, privātās dzīves uh, labāku savienošanu. Tas ir ļoti liels ieguvums. Tas ļauj vecākiem gan turpināt savu darba dzīvi un arī apvienot to ar ģimenes dzīvi. Es nepiekrītu ka Eiropas Savienībai no savām pozīcijām vajadzētu uh, uzspiest pārāk daudz notikumu nāciju valstīm un privātajam sektoram. Vajadzētu varbūt labāk padomāt par um, likumdošanas maiņu, runājot par dažādiem darba līgumiem, ieviest vairāk elastības. Tagad uh, līdzīgi, paldies! Ja mēs runājam par Eiropas vērtībām, dzimumu līdztiesība ir pakārtota cilvēktiesībām. Mums ir jāmaina arī mūsu uztvere ka, piemēram, tās sievietes pašas ir vainīgas, ka viņas biežāk izvēlas rūpēties par ģimeni, nevis veidot karjeru, un šie uzskati patiešām ir jāmaina, ir jādomā par sieviešu aktīvāku iesaisti profesionālajā dzīvē. Es nebalsoju par šo priekšlikumu, lai gan es saprotu, ka problēma pastāv. Uh, Komisija te vēlas iejaukties dalību valstu pārziņā, jo uh, algu politika ir tieši dalību valstu kompetencē. nevajadzētu slogu uzlikt tikai uzņēmumu pleciem, it sevišķi, ja tie ir MVU. Mums ir pirmām kārtām jāmaina savs domāšanas veids, jārunā ne tikai par algu atšķirībām, bet arī par līdztiesību, par līdztiesīgu attieksmi un politiku, kas ļautu sievietēm labāk integrēties darba tirgū. Paldies! Paldies! Tagad uh, patena kungs uz minūti. Es atbalstīju rezolūciju, um, kas domāta, lai um, abi dzimumi saņemtu līdztiesīgas algas. Pret sievietēm ir jātiecas godīgi darba vietā. Jāsaka, apvienotā karalists šeit uh, ir apsteigusi vidējo dalību valstu līmeni. Mums ir jādomā par institucionālo rasismu Eiropas Savienībā drīzāk. Uh, Aptuveni 10% no um, Eiropas pilsoņiem uh, pārstāv uh, kādu rases uh, vai etnisko minoritāti, bet nekad nav bijis melnādainu komisāra visu šo gadu laikā Eiropas Savienībā. Un arī nevienā prezidijā nav bijis neviena melnādaina cilvēka. Šis rasisms un diskriminācija ir briesmīgs. Uh, Un e, jāsaka, ka runājot par pilsoņu tiesībām, parlaments, e, komisija, padome nekad nebūs vienoti daudzveidībā, ja nesakārtos paši savu institucionālo arhitektūru. Paldies! Un tagad Višņevskas lūdzu uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es esmu viena no rezolūcijas līdzautorēm no EKR grupas. Šī problēma ir pamanīta ne tikai Eiropas parlamentā. Sievietes vidēji saņem par 16% zemāku algu nekā vīrieši. Polijā šīs atšķirības eh, ir vienas no mazākajām visā Eiropas Savienībā. Rezolūcijā norādām, ka mums ir jāstrādā intensīvāk, lai uh, tiktu ieviests uh, princips uh, vienāda samaksa par vienādu darbu. Jā, sievietes nereti uh, biežāk rūpēs par bērniem, par uh, vecākiem ģimenes locekļiem, bet tas arī ir nopietns darbs un tādēļ viņas bieži vien izvēlas strādāt daļlaiku. Diemžēl eh, šeit tiek, eh, man bija jābalso pret rezolūciju, jo tā nāks par ļaunu mūsu uzņēmē darbībai. Paldies. Nākamais runātājs. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Poparłem rezolucję. Millera kungs, paldies! Es balsoju par rezolūciju, jo Eiropas Savienībai ir jāizskauž šīs uh, eh, negodīgās atšķirības, runājot par darba samaksu. Jau tika pieminēts, ka sievietes vidēji saņem par 16% zemāku algu nekā vīrieši Eiropas Savienībā. Tātad viņām ir par um, divām, diviem mēnešiem viņas uh, principā uh, salīdzinām ar vīriešiem nostrādā divus mēnešus gadā par velti. Un sievietēm bieži vien nākas par rūpē, rūpieties par bērniem, par vecākiem cilvēkiem, un tas arī neļauj strādāt pilnu laiku. Līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības galvenajām vērtībām, bet tā netiek visur simtprocentīgi īstenota. Mums ir kaut kas jādara, lai eh, pat tiešām mūsu pūliņi būtu rezultatīvi. Ir jādomā arī eh, par. Um, labāku infrastruktūru strādājušiem vecākiem un jāizskauž šīs uh, eh, darba samaksas atšķirības. Minūte Vordas kundzei lūdzu. Paldies! Nākamā nedēļa pēc 47 gadiem Ehm, nākam eh, nedēļ tātad vairs nebūs eh, sociālistu, leiboristu deputātu no apvienotās karalists Eiropas Savienībā, kas allaži ir eh, cīnījušies par sociālo tiesību ievērošanu. Es gribēju pateikties leiboristu Eiropas parlamenta deputātiem, ir sevišķi savām māsām no leiboristu partijas, kas allaži ir cīnījušās par dzimumu līdztiesību šeit tā ir iedvesma gan man, gan arī uh, nākamajām paudzēm, uh, kas ļauj cerēt, ka es neesmu pēdējā sieviete leiboristi šeit parlamentā. Christine Crawley, Carol Tung, Pauline Green, Christine Oddy, Mel Reid, Anita Pollock, Angela Billingham, Mo O'Toole, Veronica Hardstaff, Glenys Kinnock, Ellen Ed Morgan, Susan Waddington, Arlene McCarthy, Linda McCavan, nina gill catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annelise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. paldies! Thank you, Mr. Kelleher, for one minute. Kelleher kungs uz minūti. Es balsoju par šo rezolūciju, jo, manuprāt, ir svarīgi Eiropas parlamentā vērsties pret līdziesības trūkumu, kas joprojām darba vietās pastāv Eiropas Savienībā. Man ir divas meitas, un es vēlos, lai Eiropa ievērotu līdztiesību lai tā atzītu uh, daudzveidības ieguvumus uh, darba tirgu, lai uh, abi dzimumi saņemtu par vienu un to pašu darbu identisku algu. Mums ir ne tikai jāizskauž algas atšķirības, uh, nē, tas pilnībā ir jāiznīcina. Paldies tagad Huka kungs uz vienu minūti. Jāsaka ka līdztiesībai ir jābūt pašsaprotamai, bet mēs redzam, ka joprojām sievietes saņem vidēji par 16% mazāku algu nekā vīrieši. Tiek teikts, ka vīrieši un sievietes parasti strādā atšķirīgus darbus. Uh, Bet eh, kādēļ, piemēram, tas notiek eh, valsts sektorā, kādēļ arī lielas organizācijas labprātāk pieņem darbā vīriešus, nevis sievietes? Kādēļ ir šāda darbā ņemšanas kultūra, kad vīriešiem tiek dota priekšroka? Daļēji tādēļ, ka vīrieši joprojām dominē gan uh, arotbiedrībās, gan arī korporatīvajā pasaulē ka deputātu mani ļoti bieži ir iedvesmojuši manas mazās meitiņas vārdi, un es šeit tādēļ pieprasu līdztiesību sieviešu un vīriešu vidū, kā uzstājoties pēdējo reizi Eiropas parlamentā. Paldies, tagad Lopes izturis Vaita kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo uh, rezolūciju nevis tādēļ, lai pieņemtu šo uh, kreiso uh, politisko ideoloģiju, kas uh, visu laiku sludina feminismu, bet es gribēju pateikt, ka man arī pašam auga meitas, es domāju par viņu nākotni, par līdztiesību un algas atšķirības man dara raizes. Arī Spānijā es esmu to redzējis, ir jauna valdība, bet tā joprojām lietas labā neko daudz nav izdarījusi. Ir tūkstošiem sieviešu, kas cieši no no šīm samaksas atšķirībām, un mums tādēļ rezolūcija ir jāatbalsta. ETP grupa uh, to atbalsta gan parlamentā, gan arī šeit Eiropas parlamentā. Bompārkungs, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi! Uh, Rezolūcija ir nepieciešama, jo tā atgādina, ka ir ekonomiska un struktūrāla nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem, un citās vietās ir pat 40% zemāka alga sievietēm nekā vīriešiem. Šī nevienlīdzība skar arī pensijas. Sievietes vidēji saņem par 37% zemāku pensiju nekā vīrieši. Mums ir jācīnās par par vienlīdzību Eiropā, jādomā par harmonizētu pensiju sistēmu, neskatoties uz Francijas cilvēku vēlmēm. Makrona kungs vēlas ieviest šo jauno likumu, um, ņemot vērā tādu īpašu punktu sistēmu. Tas nozīmē, ka sievietēm pensija pazeminātos ļoti lielā apmērā. Lūdzu, atbalstiet mūsu franču tautu, kas jau divus mēnešus cīnās par savām tiesībām. Un mums ir patiešām jādara viss iespējamais, lai šis neveiksmīgais projekts tiktu noraidīts. Paldies, šai bija kundze uz minūti. Merci, merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par uh, dzimumu. Uh, līdztiesības trūkumu, un mēs uzzinājām, ka uh, ir 37% atšķirība pensiju līmenī Eiropas Savienībā starp eh, vīriešiem un sievietēm. Tekstā tiek pieprasīts šīs atšķirības samazināt, lai garantētu sievietēm minimālo eh, pensiju līmeni. Manā dzimtenē Francijā prezidents Makrons ar savu pensiju reformu vēlas panākt tieši pretējo. Sievietes būs lielākās zaudētājas, ja šis projekts tiks īstenots. Un sievietes jā, e, kļūst par māmiņām, uz kādu brīdi viņām nākas e, pārtraukt karjeru, un e, tas nozīmēs, ka sievietes nebūs uzkrājušas saskņā ar jauno likumu nepieciešamo uh, uh, punktu skaitu, lai saņemtu cienīgu pensiju. Es šeit gribētu izmantot iespēju, lai vērstos pie Makrona kunga. Jums šodien ir divas izvēles. Vai nu jūs uh, mēģināsiet atkal dedzīgi uh, aizstāvēt komisijas uzspiesto uh, viedokli, vai jūs ieklausīsieties demokrātiski ievēlētajā parlamentā un attieksieties no šī diskriminējošā pensiju uh, likuma. Paldies, dārgie kolēģi! Uh, laiks nepielūdzams skrien uz priekšu, tādēļ lūdzu nerunājiet ilgāk kā paredzēts. Paldies, tagad Rēla kungs. Par ko mēs šodien runājam? Tā tad uh, identiska alga par identisku darbu. Es domāju, ka tas ir eh, nu, pats pašsaprotamākais princips, bet, diemžēl, allaž tā nav bijis. Bet mēs esam panākuši ļoti daudz pagātnē. 20. gadsimta raksturoja emancipācija. Paldies Dievam, ka tā. Un 21. gadsimtā nākas secināt, ka sievietes eh, joprojām eh, saņem 16% zemāku algu nekā vīrieši Eiropas Savienībā. Tas ir skandalos, bet kādēļ tas tā ir pirmām kārtām? Būsim godīgi. Tādēļ, ka sievietes laiž pasaulē bērnus un viņām bieži nākas strādāt eh, mazāku slodzi, viņām ir mazākas iespējas kā pa karjeras kāpnēm un attiecīgu kvalifikāciju iegūt. Tādēļ ir jābūt atbilstošai ģimenēm, draudzīgai politikai, ir jāatbalsta sievietes mātes, jādomā par šādu ģimeņu uh, politiku. Jā, Katoļu valstīs, piemēram, Polijā, ir eh, daudz eh, zemākas algu atšķirības nekā tajās valstīs, kur pārsvarā pie varas ir eh, kreisie politiķi. Paldies, dārgie kolēģi, mums principā vajadzētu tagad beigt sēdi, bet, nu, izņēmumu kārtā turpināsim to dalīs, kundze. Paldies, ir patiešām uh, liels kauns, ka joprojām sievietes 2020. gadā saņem par 16% zemāku algu. Un uh, tas pat vēl neskar arī. Uh, To, ka sievietēm ir grūtāk integrēties darba tirgu, viņām uh, ir uh, jāņem dekrēta atvaļinājums, kad piedzimst bērns, un galu galā, tad, kad jūs esat smagi strādājis visu dzīvi, jūs saņemat vēl par 37% zemāku pensiju nekā vīrieši. Es uh, atturējos balsojumā, jo ir pienācis laiks runāt par eh, šīs slimības cēloņiem, nevis visu laiku tikai pļāpāt par simptomiem. Mēs runājam par līdztiesīgumu. Kamēr mēs nevērsīsimies pret visiem līdztiesības trūkuma cēloņiem, nekas nenotiks un sievietes turpinās strādāt kā vērgi. Paldies! Vārds Valas kungam, paldies!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 statistikas dati par atšķirībām atalgojumā starp vīriešiem un sievietēm tiešām ir kauna lieta. Un jāatzīst, ka tas ir neoliberālās politikas rezultāts. To ir uzspiedusi Eiropas Savienība un tas ir veicinājis nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Ir jāaicina komisija neatbalstīt politikas rekomendācijas, kas noved pie darba un darba darba laika deregulācijas, publisko pakalpojumu privatizācijas, sociālās apdrošināšanas sistēmas privatizācijas, arotbiedrību lomas mazināšanas. Īrijā E, tagad sievietes ir saņēmušas beidzot e, reproduktīvās tiesības. Tas prasīja ļoti ilgu laiku, bet mums ir jāskatās uz šo nevienlīdzības jautājumu plašākā kontekstā attiecībā uz darba tiesību deregulāciju un situācijai noteikti ir jāmainās. Nākamā runātāja Fidžeralds Kunce. Eiropas Savienība vienmēr ir cīnījusies par vienlīdzību un arī a, darba samaksas jomā. Šī rezolūcija ir ļoti laba un ir bijusi ļoti laba sadarbība starp grupām. Eiropas Tautas partijas grupa atbalstīja. Ir skaidrs, ka nav darīts pietiekami daudz, lai samazinātu darba samaksas samaksas atšķirības un pensiju atšķirības, kas ir 36%, samaksas, darba samaksā 16%. Uzņēmumiem nacionālā, starpnacionālā līmenī arī valstu valdībām ir jāpa mostās, jo uh, nāks uh, stāsies spēkā normas, kas prasīs lielāku atklātību, nodrošināt uh, darba atalgojuma jomā starp dažādiem amatiem un dažādiem uzņēmiem, un tieši parlaments nosūta ļoti spēcīgu signālu, ka mēs to visu uztveram ļoti nopietni un uh, kopš 2014. gada. Atsevišķās dalībvalstīs šīs atšķirības vēl ir pat pieaugušas. Tagad vārds kolaistkungam. Mēs kā uh, mūsu uh, grupa novalstoja par šo jautājumu. Šis jautājums ir jārisina, bet mēs balsojām pret 13. punktu rezolūcijā attiecībā uz binārām dzimumu kvotām. Tas nav pareizais instruments, kā atrisināt uh, ap maksas atšķirības. Mums ir nepieciešamas prasmes, zināšanas, kvalifikācija, un tas ir svarīgākais nevis piedarību kādai kategorijai. Ilgtermiņa risinājumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu līdztiesību, un tās nav kvotas. Uh, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu atklātību darba samaksas jomā, lai varētu būt pieejama un samaksājama bērnu aprūpe, jāveicina sieviešu dalība darba tirgu. Uzsākot debatu debates. Es izteicos pret 13. pantu un punktu un aicinu arī neieviest kvotas. Tagad vārds Džonsas kundzei. Paldies! Vēlējos pateikties, ka esmu gandarīta, ka pēdējais balsojums, ko veic šai parlamentā, bija par minēto rezolūciju, par sieviešu tiesībām cenšoties mazināt uh, atšķirības darba samaksu un pensiju ziņā starp vīriešiem un sievietēm. Mēs esam cīnījušies par uh, līdztiesību, cieņu un strādājošo tiesībām. To esmu darījusi šeit, darījusi Velsā un cerēsim, ka uh, Džonsona valdība mums šīs tiesības neatņems un uh, ka sieviete valstis ir ļoti uh, apdraudētā situācijā gan attiecībā uz darba samaksu, gan arī uz vardarbību, kas pret tām vērsta. Mums tas ir jānovērš. Es strādāšu Velsas labā visā pasaulē un pateicos Kalvamam, ka tu ļāvi savai māmiņai cīnīties par līdztiesību pret diskrimināciju un taisnību. Paldies, Havard kungs, priekšsēdētāji. Ļoti zīmīgi, kā Leiboris deputāts savā pēdējā balsojumā varēja atbalstīt šo rezolūciju par dzimumu līdztiesību. Uh, Eh, īstā līdztiesība nozīmē vienlīdzīgu darba samaksu, bet ne visi to atzīst. Un, protams, tā ir mācība, kādēļ šis ir pēdējais balsojums. Progress sabiedrībā tika uztverts par pašsaprotam, bet tagad uh, sākas pretestība. Dzimum atšķirības darbā samaksas jomā ir ļoti uzskatāmas. Uh, Un es gribētu teikt arī dažus vārdus franču valodā šajā parlamentā. Uh, drošības dienesta apkopējām, apsargiem, šoferiem. Es gribēju pateikt uh, Sirsnīgu paldies par uh, veikto darbu, uh, vēlu panākumus turpmāk uz redzēšanos. Paldies, tagad vārds Foksas kundzei. Es uh, nebalsoju par eh, šo rezolūciju nevis tādēļ, ka es eh, atbalstu atšķirības samaksā. Nē, ir eh, citas atšķirības darba samaksā, kas ir daudz ievērojamākas starp uh, augststāvošiem birokrātiem un vienkāršiem darba darītājiem, tādiem kā apkopēji, apsargi, tulki. Un, uh, Mums ir visiem Brexita partijā jāsaka sirsnīgs paldies šiem cilvēkiem un jāsamazina darba samaksas atlīdzības. Vienkāršie darba darītāji Eiropā kļūst ar vien nabadzīgāki. Viņi maksā ar savām darba vietām par Briselē pieņemtiem lēmumiem, kas atbalsta lielā biznesa interesēm vai nu dzeltenās vestes Francijā, vai balsotāji par Brexitu apvienotā karalistē tiek uh, apsūdzēti nezināšanā. Uh, es gribu teikt, nedemonizējiet savus uh, pilsoņus, es solidarizējos ar strādnieku šķiru Eiropā, gan viņi atgūs savas tiesības, un es ceru, ka tas tā notiks. Paldies, saka priekšsēdētāja. Debates ir noslēgušās. Uh, sēdes protokols tiks iesniegts nākamajā sesijā apstiprināšanai. Uh, pieņemtie dokumenti tiks nosūtīti personām, kas minētas rezolūcijā. Šī sēde ir noslēgusies un arī priekšsēdētāji pateica stūkiem visiem jauku dienu novēlu.